Ready? I am ready. Dear colleagues, uh, good morning. Kolēģi, labrīt. Ja jūs piekrītat, tad uh, mēs varētu sākt darbu. Vakar mums bija ļoti darbīga diena, tikāmies ar uh, ministriem, kas pārstāvēja Horvātijas prezidentūru, un, protams, tikāmies arī ar vicepriekšādētāju Vestāgeri, un šodien mums arī ir paredzēta ļoti interesanta sesija Vispirms mums ir ļoti liels gods un arī prieks sveikt mūsu vidū jau otro reizi pēc eh, uzklausīšanas komisāri mm, enerģētikas jautājumos Kadri Simpsonu. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Un 10.30, kā jūs zināt, mums ir paredzēta uzklausīšana par apvārsni un Eiropas Savienības pētniecības politiku. Bet eh, vispirms es vēlētos eh, sirsnīgi sveikt uh, mūsu vidū komisāri. Viņa ir piekridusi mūsu uzaicinājumam tikties ar komiteju un tātad, kā jau es minēju, mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa par Eiropas zaļo kursu, kas tika prezentēts decembrī. Pēc mūsu tikšanās ar viņu Eiropas komisijā. Un par zaļo kursu mēs, protams, daudz un plaši spriežam. Uh, Un eh, šeit ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kas ir tieši saistīti ar enerģētikas politiku un ar to, ar ko mēs nodarbojamies mūsu komitejā. Protams, ir runa ne tikai par enerģiju. Tāpat arī decembrī tika prezentēts taisnīgs pārējais fonds. Arī šis mums ir ļoti uh, svarīgs jautājums, kā jau jūs varējāt to novērot pēdējās dienās. Tāpat mēs vēlamies apspriesties arī par klimata neutralitāti, par plānu ieviest uh, vismaz 50% eh, no klimata mērķiem um, no atjaunīgiem enerģijas avotiem, tāpat arī Trans-Eiropas eh, enerģijas tīklu regula. Šeit ir ļoti daudz eh, dažādu interesantu jautājumu, un par to mēs arī šodien spriedīsim. Es gribētu aicināt tagad komisāru Simpsonu izteikties, viņai ir atvēlētas desmit minūtes, un tāpat kā agrāk mums ir paredzētas sarunu kārtas. Pirmajā izteiksies koordinātori, katram trīs minūtes, tad dosim vārdu Simpsons kundzei atbildēm uz šo pirmo kārtu, un pēc tam ir paredzēta otrā jautājuma kārta, kur visi kolēģi varēs uzdot jautājumus Simpsons kundzei. Lūdzu, skaidri norādiet, ka vēlties izteikties tā, lai mēs varētu labāk organizēt darbu. Un, protams, Dosim iespēju arī Simpsons kundzei atbildēt uz eh, šo otro jautājumu kārtu, un tad viņai būs iespēja vēl nakt klajā ar noslēgumu uzrunu. Es zinu, ka jūs vēlties viņu dzirdēt, eh, gribat eh, viņai uzdot jautājumus, tāpēc nekavējoties arī došu viņai vārdu. Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit jūsu vidū lai iezīmētu galvenos aspektus Eiropas zaļajā kursā no enerģētikas politikas perspektīvas. Priekšādātāja Fonderlaina jau no sākuma norādīja, ka zaļais kurs ir šīs komisijas galvenā prioritāte. Un tas ir tāds skaidrs ceļš uz pārmaiņām, uz oglekļā neitrālu ekonomiku līdz gadsimta vidum. Uh, Um, enerģijas ražošana un pār, pārvade nodrošina 75% no nogļika izmešiem. Tieši tāpēc enerģētikas nozares pārveidošana būs galvenais mugurkauls mūsu mēģinājumos kaut ko mainīt. Tāpat arī tas būs priekšnosacījums citu sektoru dekarbonizācijai. Pagājušajā nedēļā plenārsēdē jūs ar lielu vairākumu pieņēmāt rezolūciju par zaļo kursu. Un Tas ir pierādījums jūsu apņēmībai strādāt pie zaļā kursa. Labprāt eh, sadarbošos ar jums pie daudziem no minētajiem aspektiem. Zaļais kurs ir visaptvaroša pieeja, lai stātos pretī nākotnes eh, izaicinājumiem. Mēs vēlamies atsaistīt eh, enerģijas izaugsmi no resursu izmantošanas. Šeit būs vajadzīgs vairāk investīciju. Mums vajadzēs paskatīties, kāds ir mūsu sabiedrības un ekonomikas uh, um, iespējas uz klimatu. Mēs redzam, ka daži reģioni saskarsies ar lielākiem izaicinājumiem nekā citi. Komisija to ir atzinusi un ir sapratusi, ka ar šiem izaicinājumiem ir jā, um, jātiek galā ātri un proaktīvi. Tātad katrā dalībvalstī ir šādi reģioni un cilvēki, kas saskarsies ar problēmām, un tieši tāpēc komisija nāca klajā ar zaļā kursa investīciju plānu un taisnīgas pārējas mehānismu. Neiedziļināšos tagad taisnīgas pārējas mehānisma detaļās, jo pagājušajā nedēļā plenārsēdē jums par to bija garas debates, bet gribu iezīmēt dažus aspektus, kas man šķiet jo īpaši nozīmīgi. Fonds nodrošinās īpašu atbalstu tiem, kas saskaras ar vislielākajām grūtībām enerģijas pārējais periodā. Šo fondu esam izveidojuši balstoties uz uh, galveno pārējas reģionu iniciatīvām, un šeit, protams, mēs nesākam no nulles. Mēs izmantosim naudu tīras enerģijas investīcijām šajos reģionos, lai darbinieki varētu apgūt jaunas prasmes un lai uzņēmumi varētu radīt eh, jaunas darba vietas. Mēs esam izstrādājuši ļoti plašu pieredzi dažādās platformās, un es eh, ceru, ka mans dienests būs uh, ļoti iesaistīts taisnīgās pārējas mehānismu īstenošanā. Es pati personīgi sīki sekošu līdzi dalību valstu iesniegtajiem plāniem. Tagad pievērsīšos priekšlikumiem, kas tiks prezentēti kā daļa no Eiropas zaļā kursa un kas tieši ietekmēs Eiropas enerģētikas politiku. Pirmkārtām, eh, enerģija pirmā. Tas ir ļoti mm, svarīgs princips tīrajā pārējā, un es vēlētos, lai eh, tas būtu arī praktiskāk pielietojams. Dalību valstīm tiks eh, nodrošinātas vadlīnijas un instrumenti, kas varēs tikt izmantoti visos politikas līmeņos. Tāpat arī mēs vēlamies uzlabot ēku energoefektivitāti. To vajadzētu darīt kopīgi gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Bet ar to nepietiek. Mums ir jāuzsāk arī renovācijas vilnis, ja mēs vēlamies tikt eh, galā ar pašreizējo neapmierinošo renovācijas līmeni. Šeit būs vajadzīga rīcība gan vietējā, gan reģionālā, gan Eiropas līmenī būs jāpiesaista gan pilsoņi, gan arī dažādas finanšu iniciatīvas. Šeit ir runa arī par sociālajiem mājokļiem, tā lai mēs varētu stāties pretī enerģijas nabadzībai. Tāpat arī šeit ir jāiekļauj skolas un slimnīcas. Mēs ļoti labi apzināmies, ka saskaņā ar pēdējo statistiku apmēram 50 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā nevar pietiekami apsildīt savus mitekļus. Mums ir jārod risinājums, lai šīs mājas varētu renovēt. Uzskatu, ka ir jāuzlabo arī ene, um, mājasēmniecības ierīču energoefektivitāte. Es vēlos ieviest jaunu, novatorisku daudzgadu programmu ekodizainam un ekomarķējumam, tā lai mēs varētu Eh, ieviest praksē apretes ekonomiku. Līdz jūnijam šogad es nodrošināšu arī stratēģiju viedai integrācijai. Tas ļaus apvienot eh, apsildi, elektropādevi un eh, dzesēšanu, ietverot šeit dažādus praktiskus risinājumus, lai visās energo nozares daļās tiktu izmantoti atjaunīgie enerģijas avoti. Tas viss ir jādara mm, ar pēc iespējas zemākām izmaksām, izveidojot viedu un uh, izturīgu energosistēmu. Šajā viedajā sistēmā būs jāizmanto elektrība, bet zināmā mērā tā um, paļausies arī uz dekarbonizētu gāzi. Esam jau panākuši ļoti labus rezultātus elektrifikācijas dekarbonizācijā. 31% no elektrības nāk no atjaunīgiem enerģijas avotiem un vairāk nekā puse nāk no uh, tehnoloģijām, kurām ir uh, zema oglekļa pēda. Uh, Dabas gāze sastāda apmēram 1 ceturto daļu no Eiropas um, kopējās enerģijas, un, protams, ka tas ir liels izaicinājums. Gāzes loma pārējais posmā būs uh, jāizlēma katrai dalībvalstī, bet Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt gāzes sektora attīrīšanā. Es uh, uzskatu, ka tīrai gāzei var būt uh, zināma loma Eiropas enerģijas lo sektorā. Vieda infrastruktūra noteikti būs pati svarīgākā zaļā kursa īstenošanā. Mums ir jānodrošina mērtiecīga enerģijas izmantošana, un tas ļaus mums arī plašā apjomā izmantot atjaunīgos enerģijas avotus un nodrošināt drošu energoapgādi. Tāpat arī mums ir jāizturas konsekventi attiecībā uz klimata neutralitātes mērķiem. Komisija jau ir sākusi pārskatīt eh, regulējošo ietveru energoinfrastruktūrai ar eh, TNE, ar regulu. Mēs vēlamies iesniegt priekšlikumu līdz šī gada beigām. Šīs atjaunātais laika grafiks ļaus mums izmantot eh, jaunas tehnoloģijas, tādas kā viedie tīkli, ūdeņreža tīkli, tāpat arī ir jādomā par oglekļa uztveru un glabāšanu, tāpat arī ir jānodrošina sektora integrācija. Uh, Mums ir um, vajadzīga infrastruktūras politika, kas varētu darboties nākotnē, un tas nozīmē, ka mums ir jāatjauno esošā infrastruktūra un mm, pamat līdzekļi tā, lai tie būtu piemēroti mērķim. Tāpat arī jādomā par piekrastes um, enerģiju. Šādā veidā mēs varēsim daudz ambiciozāk izmantot uh, piekrastes uh, vēja stācijas un uh, arī viļņu enerģiju. Mums ir jāizmanto mm, visas iespējas, kas mums tiek piedāvātas. Ja ir runa par ieteikumi uz energotīkliem un tirgiem, tāpat arī mums ir jādomā par dažādiem rūpniecības politikas aspektiem. Šajā sektorā Eiropas Savienība pašlaik ir līderi pasaulē. Mums vajadzētu šo spēcīgo pozīciju izmantot un attīstīt tālāk. Pērniecība un novatoriskums arī ir ļoti būtiski rezultātu sasniegšanā. Mēs vēlamies samazināt izmaksas, pavairot mērogu, un tāpat arī mums ir jārod jauni tehnoloģiski risinājumi. Šajā kontekstā mēs strādājam pie uh, tīras enerģijas pētniecības un novatoriskuma plāna, un tāpat arī mums ir jādomā par investīciju aliansē ar privāto sektoru. Godāmie deputāti, lai zaļais kurs izdotos, mums ir pilnībā un uh, laicīgi jāpiemēro tīras enerģijas pakotne. Es varu apstiprināt, ka esam saņēmuši nacionālos eh, klimata un enerģijas plānus no 18 dalībvalstīm. Deviņas dalībvalstis ir iesniegušas savas eh, nacionālās ilgtermiņa stratēģijas. Mēs kontaktējamies ar tām valstīm, kas vēl savus plānus nav iesniegušas. Mēs rakstīsim atbildīgajiem ministriem, lai atgādinātu viņiem par saviem pienākumiem. Enerģijas klimata plāni ir ļoti nozīmīgs rīks, lai mēs varētu sasniegt mūsu enerģijas un klimata mērķus, bet mums ir vajadzīgi visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Dienesti pašlaik izpēta dažādus plānus, un mūsu mērķis ir sagatavot uh, vispārēju izvērtējumu par kopējām ambīcijām. Tas būs gatavs līdz gada vidum. Ja ambīcijas nebūs pietiekamas, es nākšu klajā ar papildu pasākumiem Eiropas Savienības līmenī, lai atbalstītu dalību valstis. Šai analīzei ir arī jāveicina klimatu, klimatā ambīciju paaugstināšana, un tāpat arī mums ir vajadzīgs visaptverošs um, plāns um, CO2 izmešu samazināšanai, tātad te ir runa par 50% samazinājumu līdz 2030. gadam. Protams, ka katrai nozarei varēsies dot savu ieguldījumu, tā skaitā enerģētikas nozarei. Tuvākajos mēnešos mēs rūpīgi izpētīsim, kāds ir visracionālākais veikts, lai sasniegtu mūsu uh, augstās ambīcijas. Iespējams, būs jāpārskata mērķi energoefektivitātei un atjaunīgai enerģijai. Noslēgumā pāris vārdu par starptautisko dimensiju. Vislabākais veids, kā pārbaudīt, vai mūsu ambīcijas ir globālas, mm, ir tieši enerģijas joma. Eiropas Savienība nodrošina 9% no izmešiem visā pasaulē. Ja mūsu strateģiskie partneri mūs neatbalstīs, tad eh, ar mūsu pašu pūliņiem nekas netiks panākts, un tie būs veltīgi. Es eh, pagājušajā nedēļā biju Abu Dabī enerģētikas asamblējā, piedalījos vairākās sanāksmēs, tikāmies gan divpusēji, gan arī plašākā lokā, un bija pilnīgi skaidrs, ka eh, zaļais kurs piesaistīs visu uzmanību. Lēmumi, ko mēs tuvākajās nedēļās pieņemsim Eiropas Savienībā, noteikti ietekmēs arī pārējās pasaules reakciju uz klimata pārmaiņām. Ar šo jauno stratēģiju mēs noteikti uh, radīsim uh, mērķus pilnīgi visā pasaulē, un tieši tāpēc mums vajadzētu mm, vairāk ieguldīt mūsu enerģētikā. Uh, Es eh, iestājos arī par eh, zaļo darba kārtību Rietumbalkāniem un Āfrikas reģionam, jo īpaši šeit eh, pieminot mūsu dienvidu kaimiņus. Un, protams, mums ir jāveicina dažāda veidā attiecības. Mums ir jāeksportē mūsu enerģētikas standārti, noteikumi un tehnoloģijas uz mūsu partnervalstīm. Dāmas un kungi, Es ceru, ka līdz ar to esat iegūši tādu vispārēju pārskatu par uh, dažādiem jautājumiem, pie kā mēs strādājam zaļā kursa ietveros. Protams, ka esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet vēlos norādīt, ka vēl esam tikai ceļa sākumā, un pirms mēs varēsim sagatavot priekšlikumus, mums vēl ir daudz, kas jāizdara, un, protams, ir vajadzīgas arī plašas diskusijas, tā skaitā diskusijas arī ar jums, gan šodien, gan arī tuvākajos mēnešos. Paldies! Komisār. Liels paldies komisārei! Thank you very much. Lielas paldies par uh, sniegto prezentāciju. Lielas paldies arī, ka izskaidrojāt visas iniciatīvas, kas ir saistītas ar zaļo kursu, ar uh, enerģētikas politiku. Lielas paldies arī, ka pieminējāt starptautisko dimensiju, kas, protams, arī ir ļoti svarīga. Tūlīt dosim vārdu koordinatoriem, un pirmais uh, ETP vārdā ir Karvaļo kundze. Labrīt! Paldies priekšādātāji! Paldies arī komisijai, ka tā ir mūsu vidū. Mēs e, ļoti priecāmies par to, ka izskaidrojat itri komitejai savus plānus. Runājot par zaļo kursu, mēs esam ļoti apmierināti, ka e, zaļais e, kurs ietver šeit pilnīgi visas ekonomikas nozares un visus sabiedrības līmeņus. Ir svarīgi, lai Šeit eh, ieguldījumu dotu ne tikai enerģētikas vai rūpniecības nozare, bet eh, tās būtu pilnīgi visas ekonomikas eh, nozares. Man ir pāris komentāru un arī jautājumu. Pirmais, gribētu zināt, vai piemērošanas ziņā kaut kas jau ir panākts attiecībā uz tīru enerģiju visiem. Uh, Varbūt iepriekšējā komisijas mandātā jau kaut kas ir iesākts. Dalībvalstis noteikti tas interesē. Gribētu zināt, kā jūs pātrināsiet eh, šo, šīs pakotnes īstenošanu. Nākamais. EDP ir eh, svarīgi saprast, vai tiek veikti rūpīgi un detalizēti ietekmes izvērtējumi. Varbūt jums ir komentāri šajā sakarā. Jūs pieminējāt pētniecību un novatoriskumu, bet runājāt eh, tikai par to, kas jau ir uzsākts, tātad infrastruktūra, tehnoloģijas, ūdeņradis. Mēs esam pārliecināti, ka, ja jūs vēlaties panākt augstāku ambīciju līmeni, jums ir jādomā par modernām un absolūti jaunām tehnoloģijām, piemēram, CO2 uztveršana atmosfērā un, protams, arī citas tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka mums eh, patiešām būs vajadzīgas nozīmīgas investīcijas pētniecībā un novatoriskumā, tāpat arī ir jādomā par jaunu tehnoloģiju izstrādi, kur apvārsnis būs ļoti būtisks. Mums eh, tieši tāpēc ļoti rūp budžeta paaugstināšana apvāršņu programmai. Pēdējais jautājums. Tas attiecas ne tikai uz tehnoloģijām, bet eh, uz zaļo pārēju kopumā. Mums ir vajadzīgas eh, lielākā apjoma investīcijas. Te nav runa tikai par pašreizējo DFS. Kā jūs saskatāt šo finansējumu sabiedrības pārējai? Kā mēs varētu nodrošināt investīcijas, kas ir vajadzīgas, lai mēs varētu šo pārēju nodrošināt? Lielas paldies tagad Nikas kungs sociāldemokrāti. Paldies priekšādātāji. Labrīt, komisārs kundze. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā, priecājos, ka esat mūsu vidū. Esmu arī e, ļoti priecīgs, tāpēc, ka esmu es sapratis, ka e, enerģijas e, ģenerāla direktorāts tagad daudz uh, dziļāk un plašāk um, iesaistīsies um, enerģētikas jautājumu risināšanā, ņemot vērsā, vērā zaļo kursu. Iepriekšējā sasaukumā mm, mm, šī uh, situācija nebija tik skaidra. Tāpat arī es gribētu atgriezties pie jūsu teiktā. Mēs uh, visi saprotam, ka patērētāji vēlas uh, izmantot enerģiju tad, kad tā viņiem ir vajadzīga, un vēlas to darīt par pietiekami zemām izmaksām. Mēs zinām, ka daudzos Eiropas reģionos mēdz būt augsti, un cilvēkiem ir vajadzīga enerģija. Vēlreiz norādīšu, ka tas viss būtu jānodrošina par atbilstošām cenām. Jūsu priekšlikumā jūs protams, ņemat vērā patērētāju vajadzības. Kādā veidā jūs risināsiet šo problēmu, ar ko saskaras vairāk kā 60 tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāju? Enerģētiskā nabadzība ir ļoti smaga problēma. Eiropas parlaments vairāk kārt ir par to runājis. Mēs vēlētos šo enerģētiskās nabadzības problēmu uh, redzēt eh, dažādos komisijas dokumentos. Atjaunīgi enerģijas avoti ir mūsu vīzija, vai pareizāk sakot, Eiropas komisijas vīzija, tātad te runa par uh, eh, ūdeņradī, par daudziem citiem atjaunīgiem enerģijas avotiem. Mēs gribētu, lai tas parādās arī jaunā regulā, bet tam visam ir jānotiek pēc konsultēšanās ar parlamentu. Šeit nav runa tikai par kaut kādu vēlmju sarakstu. Uh, Dažkārt eh, parlaments eh, jūtas pārsteigts mm, tikai tāpēc, ka iepriekš nav norganizētas konsultācijas. Vajadzētu arī saprast, ka ir jānomaina gāzes tīkli, arī šeit ir vajadzīga pārēja. Kā jūs šo pārēju redzat, jo īpaši tajās valstīs, kur gāzes eh, sastāvs kopējā enerģijas nodrošināšanā pārsniedz 30%? Esmu arī sapratis, ka vislabākais risinājums dekarbonizācijai būtu gāze. Bet mums ir problēmas ar enerģijas uzglabāšanu, ja šī enerģija nāk no atjaunīgiem enerģijas avotiem. Tas nozīmē, ka mēs nevaram paļauties uz šādiem avotiem, ja mēs domājam par energoapgādes drošību. Eiropas Investīciju banka ir norādījusi, ka Vairākie projekti nevar saņemt finansējumu, tāpēc, ka tie paļaujas uz gāzi. Kādā veidā tad atrisināt dekarbonizācijas problēmu? Lielas paldies! Tagad došu vārdu Reņū grupai un vārds Džabalovs kundzei. Um, Lielas paldies, godātā komisāra! Mīļā Kadri, priecājos jūs redzēt šeit mūsu ITRAS komitejā un labi, ka padalījāties ar saviem plāniem. Man jāsaka, Renew Europe ir ļoti par visu šo ambiciozo vidas um, pakotni, un es jūs jau dzirdēsiet arī no kolēģu jautājumiem to, ka patiešām esam eksperti visā šajā jomā, mūs interesē uh, šī jau, šīs lietas reņū grupām. Vēlējos uzdot pāris īsu jautājumu, un pēc tam domāju, ka mani kolēģi paturpinās šo tēmu. Uh, Jūs pieminējat NT vadlīnijas. Labi, ka tās pieminējat. Paldies par to. Jūs jau labi zinat, ka par tām gan šajā parlamentā tiek paustas diezgan spēcīgas bažas nu, par EU instrumentu, infrastruktūrām, jo daudz kas šai instrumentā neatbilst klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem. Mēs, protams, tur sākām debats ar ministru vakar, debats tālāk arī turpināsies. Uh, plenārsēde savu nostāju par TNT apstiprināja janvārī un aicināja tajā komisiju pārskatīt vadlīnijas šai PCI sarakstā. Jūs minējāt gada beigas kā to termiņu, līdz kuram pārskats varētu tikt noslēgts. Vai jūs domājat, ka to pietiks? jo domāju, ka mums vajadzētu visu darīt ļoti savlaicīgi, tīpaši tas attiec uz TNT vadlīnijām. Mums patiešām vajadzētu darīt visu nepieciešamo, lai pārliecinātos, ka Eiropas infrastruktūra instruments, jeb Connecting Europe Facility, tiešām atbilst visiem šiem pamatīgajiem uh, klimata mērķiem. Vai esat gatavi kaut ko darīt un ko esat gatavi darīt, lai šo procesu pātrinātu un kā mums palīdzēt jums šai procesā? Otrs jautājums par energo efektivitāti un ietaupījumiem celtniecības sektorā. Protams, ka te ir liels potenciāls. Iepriekšējā mandātā parlaments un padomu vienojās par pārskatītām energo izpildu rādītāju normām ēkām un noteica ambiciozus mērķus energoefektivitātes uzlabošanai ēkās. Kādus soļus jūs kā komisārs spērsiet, lai tālāk mobilizētu vajadzīgos privātās investīcijas un ieguldījumus šai jomā? Kā pilnībā integrēsiet arī viedos digitālos risinājumus? Un atjaunīgos resursus šai iniciatīvā. Kāda veida likumdošanas vai ārpus likumdošanas dokumentus mēs varētu gaidīt no jūsu puses šai ziņā? Tālāk Jūs pieminējāt nacionālos eh, enerģijas un klimata pārmaiņu apkarošanas plānus. Arī par tiem man ir jautājums. Kur jūs saskatāt tās lielākās plaisas starp plāniem un mērķiem? Uh, Un kā, es domāju, tas dalību valstīm ļoti nozīmīgi, komisija grasās piedāvāt tehnisko palīdzību šo plānu pārskatīšanai šādu plaisu gadījumos. Tātad, kā notiek šī reālā sadarbība pie tehniskajiem, tehniskajām detaļām? Un pēdējais īsais jautājums, kā jūs sadarbojaties ar citiem kolēģiem, eh, ko, komisijas kolēģijā par tām lietām, kas ir jūsu kompetenci portfelī? Jūs domājat, jums taču ir daudz kā kopīgi ar Timermans, ar Gabrielu, pētniecību novatorismas, bet tāpat laikā arī ar Bretonu un citiem, jo, piemēram, tur ir aktuāla rūpniecības politika politika. Tad, tad kā arī iznāk šī sadarbība un vai jūs, eh, nu, esat gatava darīt visu, lai tiktu saskaņot šīs kompetenču lietas? Paldies. Ko tā tie kolēģi saka priekšādātājs, es gribētu otrā raunda sarakstu līdz ar to slēgt, jo ir jau pieteikušies 20 kolēģi, kas vēlas runāt. Es ceru, ka jūs jau esat šai sarakstā, ja? Labi. Nu, tad sarakstu šobrīd slēdzam. Un tālāk dodam vārdu nākamajam koordinatoram, zaļajiem, Nimistokungs lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Komisār kundze, komisārs kundze, paldies par prezentāciju. Zaļais kurs nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums komisijai un visai Eiropai klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Mums šobrīd jāsāk šis kurs arī īstenot. Mērķi tā ir laba lieta, un 2030. gada, 30. gada mērķi, protams, ir tā joma, kur parlaments izdarīja spiedienu, lai būtu 55% samazinājums. Mēs pat vēlējāmies vairāk, bet rez, parlaments rezolūcijā nonāca pie 55%. Un Tāpat arī jāstrādā pie atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes resursu mērķiem. Gribu vaicāt, kādas ir jūsu domas par laika grafiku, kas būtu jāizmanto komisijai šo jauno mērķu noteikšanā un pēc tam arī īstenošanā? Ja zaļais kurs uh, tiks īstenots un lai tas būtu veiksmīgs, mums ir vajadzīgs uh, Um, rīkoties. Mums ir vajadzīgs, protams, šīs jaunās darba, darba vietas Eiropai jābūt līderē klimata pārmaiņu jomā, gan tiesību aktos, gan arī finansējumu nodrošināšanā. Kāds ir jūs domas, cik strauji mēs varam virzīties uz priekšu arī šāda veida taisnīgas pārejas fondu līdzekļu veidošanu, ņemot vērā, ka notiek taču viss šis novatorisms ir vajadzīgi, būs vajadzīgi arī zinām tiesību akti, vai ne tā? Turklāt gribu vaicāt, lūko. Klimata tiesību akti ir viens no pirmajiem um, komisijas um, kopdarbiem, tā teikt. Cik lielā mērā jūs redzat uh, enerģijas jautājumus iestrādātus šajā klimata tiesību aktā? Jo es domāju, ka tam taču tur ir jāparādās, vai ne tā? Varbūt jāpārskata 2030. gada mērķi, varbūt jānosaka arī kādi mērķi kādam tuvākam uh, gadam, lai padarītu to visu darboties spējīgāku un efektīvāku. Tātad ar nepacietību gaidām sadarboties ar jums kā zaļie, bet, protams, ka mums ir svarīgi, lai tiešām mēs nonāktu pie dekarbonizētas Eiropas un lai mēs tūlīt pat atsakāmies no kaut kāda finansējuma, pagaidu risinājumiem, bet nosakām jaun, jaun, mobilizējam patiešām visus centienus šo īsto jauno mērķu sasniegšanā. Tas, mūsuprāt, ir galvenais komisijas uzdevums šajos nāk, turpmākajos mēnešos. Un tad pēc tam, protams, jāsāk šie mērķi arī pildīt. Paldies, Denīsto kungs, tālāk. Ido, ID grupa Paulo Borkie. Jā, labdien! Paldies, priekšsētāja! Sveicu arī komisāras kundzi mūsu vidū. Decembrī Eiropas parlaments un pārdome panākuši vienošanos par regulu par taksonomiju kur tiek iekļauta kvalitatīva klasifikācija. Pašlaik tā gan nav saistī, saistoša attiecībā uz investīciju politiku, lai iedalītu investīcijas ilgspējīgās un neilgspējīgās un ogle, ogles, piemēram, ir iekļautas neilgspējīgās investīcijās. Jautājums, ko darīsiet pašlaik ar šo vienošanos? Tā nav saistoša. Eiropas komisijai ir tiesības pašai noteikt tehniskus parametrus, lai veicinātu šīs investīcijas. Eiropas ko, mūsu uzklausīšanā jūs teicāt, ka gāze joprojām spēlēs vidus termiņā svarīgu lomu. Uh, Kopumā jāteic, ka arī citi koordinātori par šo runājuši, tad kā jūs raugāties uz to, ka gāzi eventuāli varētu iekļaut arī šai klasifikācijā, taksonomijā? Paldies! Grazie molto, senior Borkjā, Aigaun. Lielas paldies, Borkijas kungs, tālāk EKR. Un Tošenovska kungs ir šai pirmajā raundā, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Labrīt, komisārs kundze! Tieši tāpat kā kolēģi arī iesaugst vērtēja to faktu, ka jūs mums pierē, pievienojaties šai iekrijā rītā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo jāsaka, ka um, šajā konkrētajā jomā sastapsimies ar būtiskiem finansējuma problēmu jautājumiem un tā tālāk, ja vēlamies īstenot tās pārmaiņas, par ko esam lēmuši. 2030. gads, pēc 2030. gada, jāsaka, manuprāt, daudzas valstis pievīd piedzīvo zināmu deficītu. Nu, tas būs saistīts ar to, ka pamazām tiks izskautas ogles kā enerģijas avots, kā jau jūs pašā sākumā minējāt. Šobrīd vēl ļoti daudz kapacitātes rīkoties šai jomā, un nevaram arī gaidīt, ka elektrības patēriņš eh, būtiski pieaugs. lai arī, ja mēs runājam par elektromobilitāti, tad zināms pieaugs, tom, pieaugums tomēr būs gaidāms. Vai jums ir kādas domas vai plāni attiecībā uz šī jautājuma risināšanu, jo enerģijas jomā Šāda veida izmaiņas taču nevar tikt saplānotas vai ieviestas nu, dienas laikā. Ir vajadzīgs vairāk nekā gads, lai šāda veida procesus ņemtu vērā. Tas viss ir ilgtermiņa pasākums, nu, piemēram, atbilstīgo infrastruktūru izbūve elektrībai, papildus apjomam, patēriņam. Tas viss ir garš un sarežģīts process. Ir vajadzīga plānošana, celtniecības darba pēc tam, tāpat arī, protams, pirms tam ir vajadzīgs ietekmes novērtējums. Un ja pēc 2030. gada ogļu spēkstacijas un arī kodola spēkstacijas e, kapacitātes ziņā savu darbību mazinās, tad, nu, kaut kā šī plaisa būs jāizpilda. Vai jums ir kādi plāni vai projekcijas attiecībā šiem gadiem? Jāsaka, 20. 2030. gads nemaz nav vairs tik tālu prom. Paldies tālāk goja grupas vaļā Kotors kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšādātāji! Man ir divi jautājumi. Viens saistīts ar energo nabadzību. Saskaņā ar enerģijas savienības un klimata pārmaiņu rīcības plānu dalību valstīm vajadzētu sagatavot visaptvarošu nacionālu plānu kas tām bija jāiesniedz līdz 2019. gadam komisijai. Un šajos plānos tām bija jāmin arī tas mājasemdzības skaits, kas cieši no energo nabadzības. Vai jūs varētu teikt, ka esat guvusi skaidru pārskatu par to, cik procentuāli daudz mājasemniecību ar energo nabadzību Eiropas Savienībā sastops un cik daudzas Eiropas Savienības politikas tiek šobrīd pielāgotas, lai šo jautājumu risinātu un cik daudz no šīm politikām uzskatāms par veiksmīgām? Kādus rezultātus un secinājumus esat uh, guvusi no šiem nacionāliem enerģijas plāniem par zaļo kursu runājot. Eiropas komisija apgalvo, ka 2020. gadā tā nāks klajā ar vadlīnijām dalību valstīm, lai ļautu tām risināt energo nabadzības parādību Eiropas parlamenta rezolūcijā, ko pieņēmām pirms pāris dienām par Eiropas zaļo kursu. Mēs prasām īpašus mērus un vadlīnijas šai jomā. Tāpēc gribētu, lai jūs minat pāris iniciatīvas, uh, kas tiek paredzētas un ko grasaties īstenot šai ziņā? Otrs jautājums. Taisnīgais pārejas posms. Un te runājam, piemēram, par salām. Šai pārejas posmā jādod būtisks ieguldījums um, salu energo neatkarībā, vienlaikus radot jaunas darba vietas, jārada salās jaunas ekonomiskais iespējas. Zaļajā kursā tiek noteikti ļoti ambiciozi mērķi. Mandāts savukārt beigsies 2020. gada jūnijā, un tāpēc nepieciešams radīt jaunu, konstantu, pastāvīgu veidu, jeb komiteju, kas ļautu palīdzēt salām kļūt par šādām eh, energo neatkarīgām vienībām. Vai komisija ir gatava strādāt šajā virzienā, lai atbalstītu mm, to, ka arī tālāk tiek veikta un nodrošināta šāda taisnīga pārēja uz ener net atjaunīgiem energoresursiem uz salām. Ir taču skaidrs, ka salas sastopas ar īpašiem izaicinājumiem, un gribu paicāt, vai jūs šobrīd pētāt iespējas pievērsties kaut kāda veida konkrētiem finanšu aspektiem šādai, šādai pārējai zivsaimniecībā, lauksaimniecībā, vietējai kopienai radot, piemēram, kādu īpašu finanšu fondu, kas būtu paredzēts tieši konkrēti salu reģioniem. Paldies! Šī raunda beigās gribētu vēl eh, vienam kolēģim dot vārdu uz vienu minūti tikai izņēmumu kārtā, kaut gan viņa nav koordinātori, jo viņai jādodas pēc tam tālāk prom uz lidmašīnu. Lies paldies, lies paldies par šo atsaucību priekšādātājiem. Mans jautājums komisārei ir šāds Pirmām kārtām paldies, protams, ka esat šeit. Ļoti labi. Kā komisija grasās īstenot sadarbību ar valstīm no Rietumu Balkāniem? It īpaši, piemēram, tad, kad runājam par Eiropas zaļo kursu konkrētāk kā Eiropas komisija ir paredzējusi un plānojusi noteikt tos pašus emisiju samazinājumu mērķus šīm valstīm, kādi paredzēti arī es dalību valstīm, lai pārliecinātos, ka šīs valstis patiešām nodrošina atbilstīgu samazinājumu, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, kurā es iekšējais tirgus tiek kropļots, tāpēc, ka ir lētāka standartiem neatbilstīga enerģija, kas nāk no ārpuses. Paldies! Komisārs Kunze! Nu, tad, eh, lūk, tagad aicinu jūs atbildēt uz šo pirmo jautājumu kārtu, ko uzdeva koordinātori. Jums ir apmēram, jūs rīcība apmēram desmit minūtes, lūdzu. Paldies! Darīšu visu, kas manos spēkos, lai visiem, uz visiem šiem jautājumiem atbildētu desmit minūtēs. Marmaļo kundze ļoti pareizi teica, Eiropas zaļais kurs attiec uz pilnīgi visiem sektoriem, bet enerģijas jomā mēs nesākam no nulles punkta. Jau ir panākts ļoti būtisks, būt, būtisks vienošanās par vidē draudzīgo pakotni. Mūsu centienu uzdevumu šobrīd ir pārliecināties, ka šo pakotni pabeidzam un turklāt to pēc tam arī īstenojam. Un šai kontekstā jāsaka, ka mums ir arī tāds ļoti rīcības spējīgs instruments, un tie ir šie nacionālajie enerģijas un klimata plāni. Tošanos, ka kungs arī vaicāja par tiem plāniem, vai es esmu informēta par kādu plānu vai alternatīvu, kas varētu mūs šajā gadījumā palīdzēt aizstāt fosilās degvielas. Un jā, nu dien, jau es esmu redzējis dažādus plānu projektus pilnīgi no visām dalību valstīm, un kā jau teicu, uh, Termiņš bija 31. decembris pagājušajā gadā, un lielākā daļa dalībvalstu patiešām šo termiņu ir arī ievērojuši, pie tā pieturējušās un ir iesniegušas savus gala projektus šo plānu jomā. Un tāpēc eh, attiecīgā kursa mērķu sasniegšanai e, šie plāni ir ļoti svarīgi. Viņi veido to juridisko likumdošanas bāzi mērķu sasniegšanai 2030. gada kontekstā klimata un enerģijas jomā. Šai saistībā nacionālajie plāni ir tie, kas apliecina, ka dalībvalstis valdības un to parlamenta patiešām ir sagatavojuši dažādas procedūras Un šajos plānos viņi ir risinājuši arī jautājumu par to, kas aizstās šos piesārņojošākos enerģijas avotus, kā šīs valstis sasniegs e, šos e, atjaunīgo energoresursu plānus un tam līdzīgi. Nu, varbūt jums būtu interesanti uzzināt arī to, kuras dalība valstis jau ir iesniegušas plānus, un tās ir Austrija, Beļģija, Horvātija, Danija, Igaunija, Somija, Itālija, Grieķija, Spānija, Malta, Nīderlanda, Portugāla, Zviedrija. Un, nu, pat arī Kipra, Ungārija un šķiet vakardien Čehija iesniedz plānu. Nu, tad lūk, Septiņas dalībvalstis, mēs zinām, ir apsolījušas iesūtīt šos plānus janvārī. Nu, lūk, tie ir tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai sasniegtu 2030. gada mērķus. No mūsu puses um, šovasar liksim priekšā visaptverošu plānu kas ļautu sasniegt 2030. gada siltumnīca efektu gāzu samazināšanas efektu salīdzinājumā ar 90. gada atsaucas e, rādītāju. Jūs jau zināt, ka ja mēs pildītu visu, kas parad, ja tiktu izpildīts viss, kas minēts šais nacionālos plānos, tad tādā gadījumā uh, emisijas tiktu samazināts par 45% šobrīd, un papildus tam visam ir vēl arī citi sektori, kas var dot savu ieguldījumu, piemēram, ETS sistēma. Tāpat arī Timermans kungs pārskatīs uh, un atbilst vajadzības gadījumā ierosinās grozīt atbilstīgos klimata politikas pārmaiņu apkarošanas instrumentus Nu, tas at, sasaistīts arī ar mežsaimniecības eh, jautājumiem. Atjaunīgo energoresursu jomas mērķus mēs sāksim izvērtēt nacionālo plānu ambīciju kontekstā pavisam drīz, bet, lai to varētu darīt, mums vajadzīgs, lai visas dalībvalstis iesniegtu šos plānus, kā jau teicu, vēl dal, dažas dalībvalstis valdībā par to runā un vēl iet cauri atsevišķām procedūram. Līdz 21. gada jūnijam mēs pilnīgi noteikti būsim veikuši visu pārskatu un ierosināsim arī koriģēt šos mērķus nepieciešamības gadījumā. Jūs vaicājat arī par iniciatīvām, kas nav tieši manā atbildībā, bet vaicājat par to, kā es sadarbošos ar kolēģiem. Nu šķiet, jūs domājat tās iniciatīvas, kas pavisam drīz tiks publiskots februāra beigās un marta sākumā, piemēram, klimata tiesību akts rūpniecības stratēģiju, stratēģiju un varu apliecināt, ka mums ir ļoti laba sadarbība mūsu šai te kopumā, šai grupā, ko vada Timermānsa kungs, bet, protams, ka sadarbība notiek arī ar visiem citiem komisāriem kolēģijā, ja kaut kāds jautājums skar e, šo kolēģu kompetences. Mārtina bija nobežījusies par to, ka laikas ziņā varbūt Nu, šis grafiks nav tik ambiciozs, kā mēs vēlētos. Nu, es gribētu tomēr dot tādus solījumus, ko es varu arī izpildīt. Un zaļais kurs, protams, mūs visus spiež pārskatīt TNT vadlīnijas. Tas ir prioritatīvi. Nu, tam vajadzētu notikt šī gada laikā. Uh, Un līdz ar to šis novērtējuma process jau ir pātrināts. Esam gatavi tūlīt pat pēc tam gatavot arī likumdošanas priekšlikumus līdz šī gada beigām. Nu, protams, ka mērķis šeit TNT kontekstā ir pārliecināties, ka nākamais regulējums būs liederīgs un palīdzēs mums sasniegt arī klimata pārmaiņu apkarošanas mēģus līdz 50. gadam, eh, ka šīs vadlīnijas būs vēstas uz nākotni un arī, zin, runās par enerģijas infrastruktūru uzlabošanu un tāpēc šim nākotnes ietveram vajadzētu veicināt arī dzen eh, novatorisku tehnoloģiju izmantošanu, jaunu infrastruktūru, piemēram, viedot tīklu eh, un tā tālāk offshore vēja, ģeneratoru pārku jautājumus, enerģijas uzglabāšanas jautājumus. Tāpat arī tam būtu jāspēj motivēt eh, pētniecību sektorā. Visi šie nākotnes risinājumi tik slikti uz sarunu galda. Arī deputāts Porkija vaitāja par, mm, par taksonomiju. Zinu, ka par to esat runājuši daudz un dikti, un tā, par to tik daudz runāts arī trialogā, trialogos. Investīciju nepieciešamība ir ļoti būtiska šai ziņā. Par taksonomiju var teikt, lūko. Mm. Um, we have a... Uh, Esam izstrādājuši šo klasifikācijas sistēmu vidē draudzīgu ekonomiskos darbību identificēšanai, lai veicinātu šādus vidē draudzīgus projektus. Kodolenerģija arī tiek saskatīta, arī tiek uzskatīta par daļu eh, no veidiem, kas ļaus mums sasniegt 2050. gada mērķus. Protams, ka katras dalībvalsts ziņā ir lemt par to, kāds būs tās enerģijas avotu mikslis, jeb kopums, bet teks, taksonomijā šie, šis enerģijas avots principā nav ne ieslēgts, ne arī mm, izslēgts. Tātad tas ir pieejams un nenoliedzam tas var dot ieguldījumu dekarbonizēšanā un daudzas dalība valstis šo enerģiju uzskata par daļu uh, no sava enerģijas mikšķļa, lai sasniegtu šos 50. gada emisiju samazināšanas mērķus. Bet diskusija pamatos, protams, ir jautājums arī par to, vai uh, eh, kodola enerģija tiek iedu, iegūta droši, šis drošības aspekts un drošuma aspekts. Jūs jau zinat, ka Mēs šobrīd eh, no Eiropas Savienības puses nefinansējam nekāda veida jaunu kodolu staciju izveidi, drīzāk strādājam pie tā, lai not, būtu šīs eh, stacijas drošas, lai būtu arī droša atbrīvošanās no procesā radošamies, eh, rodošamies atkritumiem. Un te mēs esam nu, tādējādi pārliecināties, ka arī kaimiņu valstis netiek apdraudētas, tātad pie tā strādājam. Jūs runājāt arī par energo nabadzību, jā, tas ir bijis ļoti nopietnas diskusija temats kolēģijā. Jo mēs, protams, nevēlamies nekāda veida situāciju, kur kāda sociālā grupa, reģions vai valsts tiktu atstāta novārtā vai paliktu kaut kā aiz muguras. Uh, no reģionālā skatu punkta raugoties, ša, tāpēc tiek, izveidot, tiek tiks veidot šis taisnīgās pārejas fonds, jo, protams, ka visā Eiropā šobrīd ir tādi patērētāji, kas nonākuši grūtībās, kas nevar samaksāt elektrības rēķinus, pārsvarā arī apkuras rēķinus, jo parasti šie rēķini ir nu, par lielākām summām, un tāpēc mēs vienmēr paturam prātā, ka tajā gadījumā, ja būs tāds novatorisma vilnis, mums ir jāpalīdz visām riska, pakļau, riskam pakļautajām patērētāju grupām tiem, kas, piemēram, dzīvo sociālajos mājokļos, bet arī tiem, kas varbūt pat vēl ir riskantākās pozīcijās, jeb apstākļos. Un tad, kad, piemēram, tiks atjaunotas mājokļu un ēkas, tad var gadīties tā, ka viņiem vienam otram vairs nav līdzekļu, lai līdzfinansu šos atjaunošanas darbus ēkām, kurās viņi dzīvo. Nu, tas nozīmē, ka būs vajadzīgs plašs darbs kopā ar dalību valstīm. Īpaši būs jāsastrādājas ar pilsētu pašvaldībām, jāmeklē partneri viņu vidū Un jāsaka, ka tieši vietēja mēroga mm, vadītāji šajā gadījumā ir ieinteresēti līdzekļu efektīvā izmantošanā, saprātīgā izmantošanā. Tāpat tika vaicāts arī par to, vai, uz, vai es zinu, cik daudziem cilvēkiem šobrīd ir jāsastopas ar energo nabadzību. Esam izveidojuši. Jau iepriekšējais komisijas sastāvs ir izveidojis energo nabadzības observatoriju tieši tāpēc, lai palīdzētu dalību valstīm. risināt šādu veidu jautājumus. Lielas paldies! So much. now... Jā, paldies! Otrā jautājuma kārta tagad lūdzu. 24 cilvēki vēlas izteikties, laika mums ir, bet, nu, lūdzu, katrs ievērojiet vienu minūti. Uh, Ļoti būtiski nodrošināt katram iespēju uzdot jautājumu, un pēc tam desmit minūtes komisāri varēs atbildēt un izdarīt secinājumus. Un tagad otro jautājumu, kāds sākam ar Buzekungu. Paldies, priekšsēdētājiem! Liels paldies eh, arī komisārs kundzē par to, ka esat mūsu vidū šodien. Uh, Es sasaukšos ar jūsu sacīto 9% pasaules emisiju nāk tieši no Eiropas Savienības. Eiropas parlaments uh, vēlas um, ļoti daudz strādāt zaļā kursa kontekstā. Komisārs Kundze, jūs arī sākāt, ka enerģētika veido 75% no Eiropas Savienības uh, izmešiem. Tie ir komisijas uh, skaitļi 75% izmeši nāk no enerģijas. Tad iespējams, ka mm, zaļais kurs varbūt nepalīdzēs daudz planētai, taču, ja mēs rādīsim piemēru, varbūt tas palīdzēs izglābt planētu. Tāpēc ir ļoti svarīgs tieši pirmais etaps izmešu samazināšanai līdz 2030. gadam. Šai sakarā tad arī ir daudz labāk un drošāk uh, noteikti ambiciozāko mērķi, ambiciozu mērķi 50%, nevis 55%, jo arī pilsoņi varētu protestēt, un mēs negribam, lai tas notiktu. Mēs nevēlamies arī apšaubīt uh, enerģētikas piegādi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Saka Grāfins Kundze, šī ir pēdējā uh, uzstāšanās šai sanāksmē, mums vēl nākamā sanāks nākamā nedēļa. Paldies, Kadrī, par to, ka es, esi ieradusies. Mārtiņ, no Riņu tiešām uzstājās lieliski. Paldies! Enerģētikas uh, nabadzība jau 15. gadā sākām šīs debatas, un tagad man prieks redzēt, ka daudz kolēģi par to runā. Taisnīgā pāreja nav tikai fonds, uh, tā ir sociāla pieeja rūpnieciskai politikai. Līdz ar to mēs nevaram runāt tikai par vienu aspektu. Visā likumdošanā tas ir jāatspoguļo. Mēs nevaram uh, um, pretrunīgi balsot, kā tas bija vakardien ITRE, TNT pārskatīšana ir ļoti svarīga. Prieks dzirdēt arī, ka runājat arī par enerģijas efektivitāti, par sociālajām ēkām. Tad uh, ir arī privāti īres mājās dzīvo ļoti daudz nabadzīgi iedzīvotāji. Ir nepieciešams finansējums tam visam Eiropā. Un tiešām, manuprāt, Eiropas komisijas pienākums ir to visu pā, paredzēt un nodrošināt. Energo nabadzība tas nav tikai attiecībā uz apkūri. Esmu no ziemeļiem, bet Eh, cilvēki iet bojā eh, karstās valstīs vasarā, īpaši gadu, vecā gada gājuma cilvēki, viņi nevar atļauties um, eh, gaisa atvēsinātājus. Mēs nevaram runāt tikai par, sil, par apkuri. Vakardien arī notivām nu, ir informācija par ūdeņrādī, un te ir trīs dažādi veidi ūdeņrāži - zaļais, zilais, atjaunotais. Te runā nu par tik daudz par krāsām, kā par klimatu saskanību. Paldies, viena minūte, pusotra, maksimums divas minūtes, un nākamajā itersanāksmē atvadīsimies. Paldies par jūsu aktivitāti, paldies par uzstāšanos. Jurkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze. Es domāju, ka mūsu visu interesēs ir nodrošināt, lai zaļais kurs būtu izdevies. Un tāpēc mums vajadzētu galvenokārt paveikt trīs lietas. Pirmkārt, mums jāpiesaista pilsoņi zaļajam kursam. Tas nozīmē, ka viņi mums ir visaptveroši jāinformē par to, kā zaļais kurs ietekmēs viņu ikdienas dzīvi. Mums ir tāpat arī jāanalizē, kāda tieši ietekme būs. Otrkārt, mums vajadzētu šo pāreju uz atjaunīgiem enerģijas avotiem veidot tā, lai tā būtu uh, apmierinoša visiem. Un trešais mums ir jāņem vērā arī atšķirības starp dalību valstīm. Uh, un šīs atšķirības ir ļoti lielas, ja runa par zaļo kursu. Piemēram, mēs varam konstatēt, ka Rietuma Eiropā ļoti daudz cilvēku dzīvo privātmājās, bet Austruma Eiropā situācija ir pavisam savādāka. Tieši tāpēc mums vajadzētu mm, sniegt atbalstu šiem cilvēkiem. Šim atbalstam ir jābūt diferencētam, tā lai viņi varētu atjaunot savus mitekļus. Uh, Es gribētu jautāt komisārei, kādus soļus jūs veiksiet, lai zaļais kurs un tā finansējums ne tikai būtu zaļi, bet arī, lai tas būtu izturami visiem. Patrīcija Toija, mūsu vicepriekšādātāja. Jā, paldies priekšsēdētāji, labdien komisārei. Divi jautājumi, divi komentāri šajā komitejā tiešām esam um, jūsu darba atbalstītāji. Ja nemainās esošais enerģētikas grozs, mēs nesasniegsim tos mērķus, kādus vēlamies sasniegt dekarbonizācija līdz 50. gadam. To gribam pilnībā mainīt, tāpēc jaunajā fāzē uzskatu, ka jāspēr liels solis uz priekšu. Komisijai jābūt spēcīgākam līderim gaidīt klīmata nacionālos plānus, um, tikai gaidīt visu no valstīm, tas ir ļoti uh, lēni un vāji. Un ir valsts, kurās, kuras ir grūtībās un uh, nevirzās uz priekšu. Es tiešām gaidu, ka komisija būs daudz aktīvāka, pildot arī savu uzdevumu. Un otrkārt, jābūt šim enerģētiskai pārējai, enerģētiskam lēcienam. Mums ir jāveic milzīgs lēciens, lai sasniegtu 50. gada mērķus tieši tehnoloģiskā jomā jābūt šim lēcienam. Jā, ir um, tas, kas ir apvārsnī, tas nav pietiekami. Visam ir jābūt holistiski uh, aptvērtam, visam apvāršņa darbam ir jāvirzās tieši uz šo mērķi. Bez jaunām tehnoloģijām mums neizdosies sasniegt mērķus. Daudz ir uh, tiešām kritikas par to, kā mēs varam ne tikai noteikt ambiciozus mērķus, bet arī tos sasniegt. Ir jādara vairāk Eiropas komisijā, manuprāt, jābūt izlēmīgākiem arī attiecībā uz dalību valstīm. Paldies! Paldies, Helaus kundz, lūdzu! Liels paldies! Gudētā komisārs kundze! Uh, Pateicos jums par šīs dienas sanāksmi. Ir ļoti svarīgi pārējais laikā nodrošināt starp mums labu sadarbību. Šeit Itra komitejā vēlos apliecināt, ka šeit ir jūsu draugi un atbalstītāji, lai tiešām arī mēs varētu piepildīt visas tās prasības, kas ir pārējais periodā. Mans jautājums saistīts no vienas puses ar zaļā kursa īstenošanu. Jautājums, vai nodrošināsiet lielāku sinerģiju un koordināciju starp dažādiem finanšu instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, lai varētu sasniegt zaļā kursa mērķus. Konkrētā vairāk runājot. Mēs esam atbildīgi par apvārsnes Eiropai programmu un arī strādājam, lai arī to īstenot zaļā kursa kontekstā, bet vēl ir kohēzijas fonds, lauka attīstības fonds, vai jūs meklēsiet lielākas sinerģijas starp šiem finanšu instrumentiem, lai tad mēs varētu arī uzņēmējiem sniegt lielākas iespējas? Thank you. Jā, paldies priekšsēdētā, paldies komisārs kundze, Sakuf kungs. Uh, par enerģētiku un ēkām. Tereza Grifina jau uzdeva līdzīgu jautājumu. Šorīt miljoniem eiropiešu pamostas augstās ēkās. Un tad, jā, daudziem jāizvēlās starp pārtiku un apkuri. Ir tā ir enerģētiskā nabadzība, un galvenais jautājums nākamo gadu laikā, kā varam to risināt. Ir mums ēku direktīva, enerģētikas veikspē pārskat direktīva, bet te galvenokārt ir runa par jaunām ēkām un sabiedriskām ēkām. Bet kā mēs uzlabosim uh, ēku situāciju privātajā nozarē, arī um, īres uh, sektorā? Uh, kas bieži vien netiek ņemts vērā, tam ir arī jābūt taisnīgajā pārējā. Jūsu uzdevums ir nodrošēt, nodrošināt finansējumu, varbūt vedot sarunas ar dažādām iestādēm, EIB, piemēram, un citām bankām. Uh, Varbūt jūs varētu nedaudz detalizētāk aprakstīt, ko darīsiet šajā jomā, vai esat iecerējuši jaunas tiesību aktu sēkām, vai arī strādāsiet, lai palielinātu finansējumu un lai arī pār, taisnīgi pārēj šeit varētu tikt īstenota. Paldies! Spiraki kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze, par to, ka vēlreiz esat atnākusi pie mums pavisam īsi. Komisija jau ir publicējusi sārakstu par uh, dalību valstu summām uh, taisnīgās pārējas mehānismam. Jūs varētu paskaidrot, vai visbeidzot šīs mehānisms ir samērīgs, vai arī no tā iegūst tas, kurš pieteiksies pirmais. Tad arī vēl mēs gribētu zināt, kā jūs arī pārvarēsiet finanšu atšķirībām. Uh, dažādiem gāzes produktiem, dabas gāzei, sašķirināta dabas gāzei un citiem gāzes veidiem pēc 21. gada, kā notiks šis finansējums. Paldies, Krasnodebska kungs. Man ir jautājums. Būs par nacionālajiem plāniem. varam lasīt komisijas paziņojumā, ka dalību valstīm ir e, jāinformē par jauniem klimata mērķiem nacionālajos plānos, bet kāda būs komisijas loma, vai jums tur būs vairāk, lielāka steigšana e, šo nacionālo plānu izstrādē, vai arī tas viss ir tikai valsts pārziņā, vai e, tomēr spēlēsiet aktīvāku lomu? Un otrs jautājums Es lasīju presē, ka Vācija šogad nevarēja samazināt izmešus. Kaut arī Vācija 2000. gadā ir uzņēmusies īstenot šo piepūļu pārdales plānu, bet nu nevarēja sasniegt šos mērķus. Uh, Līdz 30. gadam tiek noteikti mērķi, un tikai Portugāla, Zviedrija un Grieķija varēs sasniegt šos mērķus. Eh, ko darīs komisija, ja neviena no valstīm nevarēs eh, sasniegt noteiktos ambiciozos mērķus? Šeit sasaucos ar to, ko teica Buzeka kungs pašlaik tik lielas valstis, kurām ir arī milzīgas tehnoloģijas, piemēram, Vācija nevar uh, sasniegt savus mērķus un atbilstīgi aplēsēm tikai trīs dalību valstis šos mērķus varēs sasniegt. Nu, bet kas tad notiks, ja mēs um, šo latiņu vēl vairāk pacelsim? Un tad vienkārši uh, redzēsim, ka tas viss ir neīstenojami, nesasniedzami. Paldies, Uriņu kungs! Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundz, paldies par to, ka esat ieradusies mūsu sanāksmi. Uh, Tāpat kā kolēģi. Uzskatu, ka jā, Zaļais kurs ir iespēja, lai mēs būtu tiešām flagmaņa dekarbonizācijas jomā, ir jāstrādā arī pie vienotā enerģētikas tirgus, lai šis tirgus tiešām strādātu, lai nebūtu tās osmē enerģētiskie dīli, lai arī attālinātie reģioni neiekavētu attīstībā. Tie ir ļoti svarīgi elementi visam mūsu, mūsu tīklam. Enerģētikas tirgus regulēšana ļoti svarīga, kā norādīja arī to kolēģi. Tas ir ļoti ambiciozs plāns, īpaši runājot par starp savienojumiem, lai arī uh, stiprinātu piegādes ķēdi. Ko jūs darīsiet starp savienojumu sakarā? Es zinu, ka Eh, tikai tagad sāka darbu, bet eh, kāda būtu konkrēti priekšlikumi par Portugāli un Eiropas eh, dabas gāzes tirgu un ūdeņradi? Ko jūs domājat par taisnīgās pārējas mehānismu, lai valstis te būtu ambiciozākas? Parlaments trialogu laikā tiešām ļoti daudz uzstāja. Un arī cits institūcijas piekrīt, mēs daudz uzstājam uz to, lai šie valstu plāni tiktu izstrādāti pēc uh, publiskām konsultācijām, vai šie taisnīgie valsts plāni arī seko šim modelim. Okay. Um, Ernstas kundze. Paldies, eh, komisārs kundze. Es domāju, ka mēs esam vienisprātis, ka klimata aizsardzība nav iespējama bez atteikšanās no oglēm. Mums ir 41 eh, ogļu reģions Polijā, tāpat arī mums ir ārkārtīgi daudz dažādu ogļu raktuvju, un, manuprāt, tie ir tādi kā tikai uh, sapaņi, te ir runa par uh, milzu uh, būriju formulām, mēs te mēģinām kaut ko sarašot, es īsti nezinu, pēc kādas formulas jūs darbojaties. Mēs nevarēsim neko panākt, ja dalībvalstis uh, nepalīdzēs, un pašlaik tās nepalīdz. Mēs redzam, ka uh, oglēm uh, ir vajadzīgas milzīgas kompensācijas. Tāpat Vācijā bija, piemēram, tikko sarunas par 4 uh, miljārdu kompensāciju mm, Citās valstīs arī situācija ir līdzīga. Vai jūs nepiekrītat, ka šīs kompensācijas par atteikšanos no oglēm, kas taču ir vajadzīga, ir pilnīgi nepareizas? Varbūt mums vajadzētu jaunu subsīdiju eh, direktīvu. Mēs eh, nevaram šeit attaisnot eh, šīs milzīgās kompensācijas. Tas ir ārkārtīgi būtisks punkts. Un vēl kāds jautājums, kam es īsi gribu pieskarties, ir uh, atbalsts uh, atomelektrostacijām. Jūs uh, par to runājāt, bet, piemēram, Čehijas republika ir norādzījusi, ka atomenerģija ir tīra enerģija un to vajadzētu tālāk uh, attīstīt. Kā jūs nodrošināsiet, ka atteikšanās no atomenerģijas patiešām kļūtu reāla un ka mēs šeit nespēlējam ar viltotām kārtīm? Paldies tagad Pīperkungs. Paldies, priekšādētāji. Komisārs kundze, es varu tikai apstiprināt sociāldemokrāta izteikumus. Arī mani uztrauc enerģētiskā nabadzība, bet mani uztrauc arī konkure, eh, konkurētspēja ekonomikā. Mēs EDP eh, e uz, uzstājam uz to, ka ir vajadzīgs saku izvērtējums. Un eh, šogad jūs nāksiet klajā ar paziņojumu par 55% klimata neutralitāte līdz 2050. gadam jums ir jāveic šis um, ietekmes izvērtējums, un ja Timermana kungs to nevēlas, tad varbūt jūs varētu uz to uzstāt. Otrais temats - gāze. Es uzskatu, ka mums uh, gāzi vajadzētu uztvert optimistiskāk. Mēs varam izmantot uh, šīs uh, gāzes stacijas, mēs varam investēt arī cauruļvados, protams, mums ir jāskatās arī uz ūdeņrādī, uz citām molekulām, mums noteikti būs vajadzīgi šie cauruļvadi. Mēs uh, varbūt uh, nepareizā veidā pašlaik mēģinam aizsargāt klimatu. Pēdējais mums būs vajadzīga zaļa primārā enerģija, un es uztraucos, ka Eiropā mēs to nevarēsim panākt. Citiem vārdiem sakot, enerģijas politikai ir jābūt arī mūsu ārpolitikas centrālajiem jautājumam. Mēs varētu, piemēram, Ziemeļāfrikā ar daudzām valstīm sadarboties un uh, enerģētikas politika varētu būt daļa arī no kaimiņatiecību politikas. Šeit ir ieguldīts ļoti daudz līdzekļu. Varbūt mēs varētu arī piesaistīt šeit partnerus un varētu nodrošināt sadarbību ar kaimiņu valstīm. Es gribētu jūs aicināt, eh, komisārs Kunze, kā enerģētikas komisārei jums vajadzētu iestāties arī par eh, šādu veidu politiku. Lielas paldies! Kumpuls Natrī kundze, sociāldemokrāti! Jā, paldies. Paldies par šo prezentāciju. Esam daudz paveikuši iepriekšējā sasaukumā. Mm, jā, iepriekš mēs runājām par mīnus 40%, tagad par mīnus 50%, un lielākā daļa vēlas 55%, un atkal mums ir tas viss jāpaveic, bet ar spēcīgākiem, saistošākiem noteikumiem. Jums noteikti ir uh, mūs jāatbalsta, jums ir jānāk klajā ar labiem priekšlikumiem šai sakarā. Te tālāk Tentī. Jā, es arī biju sarunu vedēja pie šī um, savienojušā Eiropas instrumenta Connecting Your Facility. Mm, tas ir ļoti sarežģīti. Tad uh, CEF, tad TNT, tad ir uh, PCI sāraksti un tad ir piemērošana. Mēs gribam sasniegt jauno mērķu, mērķi, bet ir jāfinansē jaunas tehnoloģijas, labākas un lētākas tehnoloģijas pieejamas, kādēļ finansējam vecās. Mums ir jā. Mēs nevaram finansēt kaut ko, kas vairs tirgū nav izdzīvojams, jo tirgi jau labāk zina, kāda ir situācija. Jūs varat arī to izmantot, arī šos nacionālos plānus, un mēs redzam, ka visas valstis var rīkoties uh, ir arī jāskata un jārāda, ka nav gluži tā, ka nevar, nav tā, ka nevar sasniegt šos mērķus. Es zinu, ka daudz varam paveikt. Taisnīgā pārēja, tas nav tikai fonds, tā ir arī politika ēku jomā. Uh, Tas nav īpašnieku jautājums, tā varbūt uh, māja bloks un arī uh, kaimiņi un tam līdzīgi, te ir jābūt spēcīgai komisijai. Paldies! Un tagad uh, Pekarinen kungs uh, izteikšos somu valodā. Runsaat kymmenen vuotta sitten asetimme Euroopassa kunnianhimoisen tavoitteen. Desmit gadus atpakaļ mēs noteicām Eiropā ambiciozus mērķus līdz 20. gadam, visi labi atceramies, mazāk par 20% emisijas, vairāk 20, par 20% atjauniem enerģijas avoti, un tas attiecās uz šo gadu. Tagad ir 2020. gads. 2018. gadā sacījām, ka jāstrādā pie nacionālajiem mērķiem, lai, apkaru, lai mazinātu klimata izmaiņas. Tad tika pieņemti valstu plāni. Tagad runājam par 50% mērķi. Jautājums, vai jūs zināt, kā uh, starp dažādām nozerēm šis mērķis tiks pārdalīts visur Eiropā? Uh, vai mērķis ir uh, ieviest atjaunamos enerģijas avotus, biodegvielu, nodrošināt enerģijas efektivitāti un ka tas būtu mērķis visai Eiropas Savienībai, vai arī būs mērķi, kas ir noteikti katrai valstī atsevišķi. Tā tas bija 2010. gadā arī tika noteikti mērķi katrai valstī atsevišķi, kas ir jāsasniedz līdz 20. gadām, bet kā būs šoreiz? Uh, kā šis sloks tiks pārdalīts, vai būs arī kādi valstu indikātori un precīzāki, ar skaitliskāki mērķi. Nākamais runātājs, paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze, saka Hānas kundze. Zinām, industrija veido 20% no visām emisijām Eiropas Savienībā. E, rūpnieciskās aktivitātes, metālurģija, ķimikālijas ir ļoti svarīga rūpniecībā, ekonomikai, sabiedrībai, bet šīs ir arī industrijas e, ir ļoti piesārņojošas. Lai sasniegtu klimata neutralitāti Eiropā līdz 2050. gadam vai vēl labāk 2040. gadam, tad uh, Mums ir jārisina šo industriju radītie izmeši, arī investīciju cikli ir ļoti ilgi. Mēs noteikti negribam ļaut investīcijas novecojušos aktīvos. Mēs arī sagaidām jauno industriālo Eiropas Savienības stratēģiju, tā ir jābūt noteikti ļoti zaļai. Un tagad ir jautājums, kādi konkrēti pasākumi tiks pieņemti, lai varētu pārņemt arī esunīti tehnoloģijas, lai tās tiktu izmantotas e, rūpniecības nozareis, kāda būs jauna standārti un mudinājumi, kas e, atbalstītu arī tos, kas patērē mazāk, lai izmantot arī šas ārējas e, tehnoloģijas. Nozerēm ir jādekarbonizējas, kādi būs risinājumi, kuriem būs lielākie potenciāli, lai varētu samazināt izmešus Paldies! Thank you very much. Our colleague, which is also EPP. Lielas paldies, un uh, tagad uh, Marinesku kungs, kurš ir arī uh, EDB e koordinators uh, transporta komitejā, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze, liels paldies par uh, jūsu uzrunu sanāksmes sākumā. Jūs uh, pieminējāt vairākas lietas, kuras mums noteikti vajadzētu atbalstīt, un lūdzu, uh, aizsargājiet eh, šos punktus arī citu komisāru priekšā, komisāru, kas strādā pie zaļā kursa. Uzskatu, ka enerģētikas daļu vajadzētu vadīt jums. Savā runā jūs izteicāties arī par gāzi, bet, kā jūs zināt, taisnīgs pārējais fonds nefinansēs ražošanu. Un es pilnīgi nesaprotu, eh, kā varētu finansēt eh, pārdali. Galu galā e, šī enerģijas pārvade varētu palīdzēt rūpniecībai, varētu nodrošināt arī ēku centrālu apkuri. Jūs šeit izteicāties par enerģētisko nabadzību, nu tas taču varētu ļoti palīdzēt. Lūdzu, komentējiet šo punktu. Taisnīgās e, pārdales fonda izmantošana gāzē. Lielas paldies, Marinesku kungs, tagad e, Gonzāles Kasares. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies. Komisārs Kunz, paldies, ka esat ieradusies un arī iepazīstināt mūs ar saviem nākotnes plāniem. Nu, tur mm, tie ir pārāk vispārīgi. Zaļais kurs, protams, mēs to atbalstām un apņēmības pilni tur strādāt. Krasnodarska kungs uz 2030. Mm, gadā arī Spānija sasniegs savus mērķus, līdz ar to varat nesatraukties par to, vai valsts sasniegs uh, apsolīto vai nē. Tādēļāk uh, nepieciešamība ir veikt integrāciju. Zoriņo kungs runāja par starpsavienojumiem visā Eiropā, tas ir fundamentāli svarīgi. Tad mums arī nepieciešams integrēt pilnīgi visas nozares, jāmeklē sinerģijas, mm, eh, lai sasniegtu savus mērķus. Mēs gribētu zināt šajā integrācijas uh, stratēģijā, viedo nozaru integrācijas stratēģijā, jūs jau arī minējāt termiņus, bet kādi pasākumi tiks pieņemti un uz kādiem, kādām nozarēm tas attieksies par taisnīgo pārējus fondu. Pašlaik, jā, šis fonds ir zaļš. Uh, bet mēs negribētu, lai tas būtu netaisnīgs. Proti, ir daži reģioni dažās valstīs, kas jau ir uzsākuši pārējas, bet uh, mm, netiek šie reģioni atbalstīti vairāk nekā citi reģioni, kas vispār neko nav darījuši, bet mēs gribam, lai tas tomēr notiktu taisnīgi. Nu, tad vai būs vēl piektais PCI saraksts ar uh, uzdevumiem, kritērijiem. Tātad vai nākamajā sarakstā jau būs iekļaut arī visi šie visi pārskatītie uh, regulas noteikumi? Paldies! Après, j'ai aussi, ah, ok. Donc, euh, um, madame... Nākamā runātāja. Paulus kundzei. Lielas paldies Anai Marijai par uh, to, ka viņa Mani pieteic. Man bija jābalso um, vides komitejā, tāpēc viņa vienkārši um, pacēla roku, lai pārliecinātos, ka es varēšu izteikties. Tātad es vēlējos vēlreiz runāt par pilsoņu lomu. Lielas paldies, uh, Simpsons kundze, ka jūs pieminējāt uh, tīrās enerģijas paktu un tā īstenošanu visās dalībvalstīs. Tas patiešām ir būtiski. Uh, Tīrās enerģijas pakotne ir tāda kā magna karta pilsoņiem attiecībā uz enerģiju. Te tiek runāts par enerģijas kopienu, te ir runa arī par aktīviem patērētājiem, kas eh, izmanto enerģiju, un, protams, viņiem ir arī tiesības tirgoties ar enerģiju tuvākajā apkārtnē. Tikko no Bloomberg uzzinājām, nu, protams, Bloomberg nav nekāds zaļais aktīvists, bet viņi pēta ciparus, un viņi saka, ka visticamāk jau 27. gadā enerģijas ražošana no atjaunīgiem enerģijas avotiem, pret no saules, būs lētāka nekā uh, ogļu elektrostacijas. Es domāju, ka pilsoņiem vajadzētu ļaut piedalīties šajā pārējā. Es gribētu zināt, kādus pasākumus jūs veiksiet, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis patiešām īsteno patērētāju enerģijas tiesības? Vai jūs gatavosiet projektus, organizēsiet konferences, tātad kas tieši tiek darīts? Paldies Pālus kundzei, tagad Ruskungs no EKR. Paldies priekšādātāji. Līdz šim neviens man nav izskaidrojis, kā tieši mēs ražosim enerģiju, par ko var samaksāt un kas ir uzticama. To nevar izdarīt nedz ar vēju, nedz ar saules enerģiju, pat kopā ņemtiem. Ūdeņradis nav enerģijas avots, tas ir enerģijas nesējs, un to esmu vairāk kārt teicis šeit, šajā ēkā. Mēs šo projektu sākam ar biznesa plānu, un ir jātērē milzīgi naudas līdzekļi. Es esmu pirmais, kas grib vērsties pret fosīlo degvielu, bet mums šeit nav laba alternatīva. Lūdzu, sāciet eh, veikt riska izvērtējumu pēc iespējas ātrāk. Gribu zināt arī, kad būs gatavi rezultāti. Paldies! Riņu grupa Kataliņča skundze. Klimata pārmaiņas ir reāls izaicinājums, un es priecājos, ka uh, Jūs esat mūsu vidū un mēģināt palīdzēt pilsoņiem un arī planētai. Man ir divi jautājumi. Esmu uzklausījusi daudz kolēģi izteikumus un esmu mazliet uztraukusies, pat ja mums būtu vajadzīga pilnīgi visa nauda, lai finansētu zaļo pāreju, vai tiešām esam gatavi iztērēt desmitiem miljārdus eiro gāzes infrastruktūras eh, projektos, un šādā veidā mēs būsim atkarīgi no fosilās gāzes. Papildinot eh, Labajovas eh, jautājumu, es eh, gribētu jūs aicināt rīkoties patiešām ātri. Mēs nedrīkstam nodokļu maksātāju naudu tērēt tādās tehnoloģijās, kas runā pretī klimata ambīcijām. Par atjaunīgo enerģiju gan komisijas plānos, gan arī uh, Eh, dalībvalstu plānos, eh, protams, ka tā būs ļoti liela daļa no tīrās pārējas, bet ir dalībvalstis, kur atjaunīgās eh, tehnoloģijas saskaras ar tirgus barjerām un dažkārt pat tiek aizliegtas konkrētas tehnoloģijas. Piemēram, Ungārija ir aizliegusi vēja enerģijas izmantošanu. Tas izkropļo tirgu, tas neļauj arī veidot viedos tīklus, un tas nozīmē, ka mēs nevaram nodrošināt patērētājiem lētu enerģiju. Uh, Gribētu zināt, vai komisija izskatīs tīragus piekļuves barjeras dalību valstīs un varbūt nāks klajā ar rekomendācijām, kā no šīm barjerām atbrīvoties. Lielas paldies tagad Haizela kungs, sociāldemokrāti. Paldies, priekšādātāji, es pāriešu tagad uz slovāku valodu. Priekšādātāja kungs, komisārs kundze, es uzklausīju visus jautājumus, jūs arī dzirdējāt šos jautājumus, un es pēc pelnījāt, ka ir uh, Eh, mm, atšķirības viedokļos. Mēs saprotam, ka gāze un kodolenerģija var spēlēt nozīmīgu eh, lomu mūsu projektos. Dažas dalībvalstis uzskata, ka mums nevajadzētu milzī, milzīgas līdzekļus tērēt gāzes infrastruktūrā. Citi savukārt saka, ka šo infrastruktūru varētu ļoti vienkārši pielāgot, lai pēc tam to varētu izmantot eh, elektrības, eh, es atvainojos, pat varētu izmantot eh, pat eh, zilās vai zaļās gāzes izplatīšanā. Un mēs redzam, ka uh, lovētāja ietekme ir milzīga. Mums tā vietā būtu vajadzīgs neatkarīgs ietekmes izvērtējums, ko veiktu Eiropas komisija. Mums vajadzētu saprast, vai šādu infrastruktūru varēs pēc tam viegli pārveidot un pielāgot jaunām vajadzībām. Tāpat arī uh, Un kāpēc mēs nevarētu šos kopējās intereses projektus daļēji finansēt? Protams, ka mums nevajag tērēt naudu kaut kam tādam, ko vēlāk vajadzēs vienkārši likvidēt. Mēs šeit eh, gal galā noskām tendences nākamajiem 20-30 gadiem. Angelika Nīblere, ETP. Paldies, eh, priekšādātāja komisāras kundze. Man ir tikai viens jautājums, kas mani satrauc ņemot vērā mūs, mūsu garās debates un diskusijas par jauno zaļo kursu. Ko jūs, kā komisāri, varētu darīt, lai elektrība būtu apmaksājama? Ir milzīgi pārmaiņu procesi, kas tagad tiek ieplānoti. Mums ir jānodrošina, lai šīs eh, transformācijas, kas, protams, prasīs arī milzīgus resursus, nenozīmētu eh, milzīgu elektrības sadārdzināšanos. Vienmēr kad jūs nākat klajā ar jūs, jūsu priekšlikumiem komisijā, es vēlētos, lai tiktu veikts arī ietekmes izvērtējums. Šeit ir jāņem vērā ne tikai ekoloģiskā ietekme, bet ir jāņem vērā arī ietekme uz darba tirgu, uz mūsu konkurētspēju, uz to, kā tas um, izmainīs uh, rūpniecību dalībvalstīs. Lielas paldies Nīblers kundzei, tagad Korāo kungs. Paldies priekšsādētāji. Labrīt, komisārs kundze. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz diviem nozīmīgiem punktiem, kas, manuprāt, noteikti ir jārisina, ja komisija grib būt nopietni attiecībā uz zaļo kursu. Pirmām kārtām enerģijas industrijas reālie nolūki. Pirms, nedēļi, pirms divām nedēļiem Vācijas uz, mobilais uzņēmums apstiprināja milzīgas investīcijas Austrālijas ogļu uzņēmumā, un To mēs dzirdēsim atkal un atkal tuvākajos mēnešos. Mums eh, nedrīkstētu būt šādas līgums saistības. Mums vajadzētu atbalstīt tādus uzņēmumus, kas patiešām investē zaļajā enerģijā. Ko jūs darīsiet komisijā? Otrakārt, saskaņā ar ļoti nozīmīgu ziņojumu, ko ir pasūtījusi Eiropas klimata asociācija, Mēs redzam, ka gāze varētu jau tagad nodrošināt pieprasījumu gāzei e, Eiropas Savienībā, pat ja būtu pārtraukta piegāda. Bet vakar 17 no 70 deputātiem e, nobalsoja par veto uzlikšanu šim sarakstam. Uh, Varbūt vajadzētu pārskatīt eh, kopējās intereses projektu kritērijus. Gribu to atkārtot atkal un atkal. Kur tad ir šīs ambīcijas? Mums ir vajadzīgas lielākas ambīcijas, lai panāktu reālu zaļo revolūciju. Liels paldies, un tagad pēdējie trīs runātāji. Zaļie, Lausakungs. Paldies, paldies eh, arī komisārei. Kā jau visi zina, Mums ir ietekmes izvērtējumi, tie ir ieplānoti, jo īpaši, ja ir runa par to, lai izvērtētu mūsu mērķus 2030. gadām. Šī ietekmes izvērtējuma ir balstīta uz nacionālajiem enerģijas un klimata plāniem. Tagad ir ļoti daudz valstu, kas nav iesniegušas savus plānus. Vai tas savukārt neietekmē jūsu laika grafiku attiecībā uz ietekmes izvērtējumiem, un varbūt tas arī var ietekmēt, eh, kādi tad beigās izskatīsies šie 2030. gada mērķi. Tagad otrs jautājums par ūdeņradi. Ļoti daudz runājam par ūdeņradi, mm, tas ir vajadzīgs daudzās nozarēs. Mēs arī zinām, ka ir vajadzīgs daudz enerģijas, lai radītu zaļu ūdeņradi, un tāpat arī ir vajadzīga liela kapacitāte, uh, Un mēs redzam, ka kapacitātes trūkst īpaši transporta nozarei. Vai jums ir eh, prognozes par to, cik daudz ūdeņraža būs vajadzīgs zaļajā pārējā? Un arī gribu zināt par eh, piegādes pusi, no kurienes taču šis ūdeņrads nāks. Vicepriekšādātājs Timermans visu laiku runā par klimata krīzi kā par meteoru, kas pēc 30 gadiem nokritīs uz zemeslodes, un mums vajag darīt visu, lai tas nenotiktu. Vai jūs uzskatāt, ka šie 50%, 50% samazinājums eh, oglekļa izmešos līdz 2030. gadam ļaus mums novērst šo meteorītu no zemes? Nākamā runātāja no ID grupas. Paldies, priekšsēdāja komisārs Kunze. Es šeit strādāju tikai dažus mēnešus, līdz ar to, jā, ar lielu interesi sekoju visai šai jomai. Enerģētika ir ļoti horizontāla un um, ļoti daudz programmā strādājam pie šī jautājumā apvērsni programmā un tam līdzīgi, un pilsoņiem vispār interesē ļoti daudz enerģētikas jautājumi. Es saprotu, ka šeit daudz kolēģi Eh, vēlas ietekmes novērtējumu. Tas ir ļoti būtiski, jo tomēr mums būs jāpieņem kā līdz likuma pieņēmējiem svarīgi lēmumi, tas attieksies uz ļoti lielu skaitu nozarēm. Tāpēc vajadzētu arī būt šim dokumentam, kas mums palīdzētu izdarīt lēmumus. Tad, nu, es gribēju vēl uzdot precīzi jautājumu. Šai kontekstā zaļā kursa uh, um, kontekstā un šodien izteikti, jo ņemot vērā izteiktos komentārus, tad um, kādu lomu jūs atvēlēsiet enerģētikas uh, kopienām ir reģioni, arī dalība valstīs, kas uh, vēl īsti nav piemērojuši un sapratuši šo direktīvu, kur tiek runāts arī par šīm enerģētikas kopienām un uh, Un tad kā tehniski, ekonomiski arī mēs varētu atbalstīt privāto māju attīstību Tusenskundz. Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies! Es eh, vēlējos tomēr uzdot savu jautājumu. Mēs eh, priecājamies, ka TNE regula tiks pieņemta ātri, bet uh, Šeit ir jāuzdod uh, jautājums par uh, caurdzamību, jo īpaši uh, caurdzamībā sarunās par kopējās intereses projektiem. Jūs vēlaties sākt diskusijas par piektās saraksta projektiem, bet kas notiek šodien e-regulu? Vai jūs varētu apstiprināt šo informāciju? Tāpat arī gribētu zināt, kādu laika grafiku jūs pieņemsiet, lai informētu parlamentāriešus par eh, sarakstiem. Šeit ir runa par projektiem, kas varētu būt problemātiski. Un eh, trešais jautājums arī attiecas uz caurdzamību. Est-ce que vous comptez vous appuyer sur d'autres critères et quels? Jūs mēģināsiet izmantot arī citus eh, kritērijus. Merci beaucoup, Madame Toussaint. Uh, Mr. Fuchs. Paldies, eh, Tusāns kundzei, un tagad Fukslanda kungs. Paldies, paldies arī Kadrī par ļoti labo runu. Priecājos par jūsu ambīcijām attiecībā uz zaļo darbu kārtību. ETP šķiet vēlas uzstāt uz 50%, nevis 55%. Sociāldemokrāti nepiekrīt. Mēs domājam, ka mums ir jāuzstāj uz 55%. Mēs uzskatām, ka tas ir pats minimālākais, kas mums ir jādara, lai izpildītu Parīzes vienošanos. Un mēs eh, pieņēmām šo vienošanos. 50% neatbilst Parīzes eh, nolīgumām, tieši tāpēc mēs esam pret to. Un es domāju, ka vairākums parlamentā arī atbalsta šos 55%. Tas būtu pirmais, un es gribētu, lai jūs to ņemtu vērā. Un otrais, ja runa par TNE regulu, kas eh, tika pieminēta, un es priecājos, ka jūs to gatavojaties eh, grozīt. Es domāju, ka pēc iespējas ātrāk to vajadzētu izdarīt. Mēs tikko pieņēmām kopējo interešu projektus, un te ir runa par 29 miljardiem gāzes projektiem. Mēs saprotam, ka gāze ir pārējais degviela, bet mums eh, vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs sevi pakļaujam fosilē degvielai uh, gadiem ilgi. Uh, mums ir vajadzīga šī jaunā TNE regula, un tas ir eh, jāizdara ātri, lai mēs varētu ietekmēt pēc tam šo piekto sarakstu. Vai jūs gribat pieņemt šo TNE regulu, lai mēs varētu attiecīgi ietekmēt šo piekto sarakstu? Un tagad eh, pēdējais runātājs no Riņū. Cerams, ka uh, pēdējais, bet tāpēc ne mazāk svarīgs. Uh, Lielas paldies par jūsu uzrunu par eh, noteiktajiem mērķiem. Vai jūs neuzskatāt, ka enerģija ietekmē pilnīgi visus mūsdienu dzīves aspektus? Komisijai vajadzētu mm, pieņemt saprātīgus plānus, tādus visapturējušus plānus, Cik tālu mēs zinām, tad uh, pavisam uh, neliels pārtraukums uh, energoapgādes sistēmā varētu radīt milzīgu ietekmi mūsu sabiedrībā un ekonomikā. Vai mēs varam sagaidīt šādu harmonizētu, sinhronizētu plānu Eiropas Savienības līmenī, dalībvalstu līmenī, un varbūt ir jāiekļauj arī Eiropas kaimiņu valstis, jo galu galā te ir savstarpēji ietekme, ja runa par enerģētiku. Tātad eh, vēlētos redzēt šādu visaptverošu ainu un arī plānu, kā to panākt. Šie 50 vai 55% plāni arī prasa eh, reāls pasākumus. Mēs eh, nedrīkstam šeit radīt problēmas energoapgādēji. Jā, jā, protams, jūs esat pēdējais, bet tikpat svarīgs kā pārējie. Un tagad uh, Došu vārdu komisārai. Vesel 27 deputāti izteicās. Jā, daudzi jautājumi varbūt eh, um, dubultojās, eh, pārklājās. Te ir eh, runa gan par klimata mērķiem, gan par enerģijas pārēju, tāpat arī gāze un kopējās intereses projekti. Mums bija iespēja ar jums apspriesties arī decembrī, un mēs uh, Vienojāmies, ka pēc iespējas ātrāk vajadzētu pārskatīt tiesību aktus. Tika uzdot arī precīzi jautājumi. Jums ir tagad atvēlētas 15 minūtes, un ja jūs uh, vēlaties atbildes sniegt konkrēti konkrētiem kolēģiem, jums ir iespēja to darīt, un vārds jums arī būs pēc tam noslēguma vārdiem. Lūdzu. Appreciate. Lielas paldies! Es tiešām augstu vērtēju šādu iespēju apmainīties ar viedokļiem ar jums. Jo, protams, ka šie viedokļi ir atšķirīgi. Jūs pārstāvat dažādas politiskās grupas, bet vienlaiks jūs nākat arī no dažādām dalībvalstīm. Un enerģijas politika ir tā politika, kas, jāsaka, ir ļoti pietuvināta mūsu pilsoņiem, ja nevis pietuvinātākā. Ehm, mēs taču visi vēlamies rūpēties par planētu, par vidu. Uh, Tas ir mūsu atbildības lokā. Mūsu atbildība ir arī pārliecināties, ka energoavoti ir droši un cena par enerģiju ir pieejama gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Ježi Buzeks uzsāka šos jautājumu kārtu, un jūs vaicājāt – vai esmu pārliecināta, ka mērķu pacelšana siltumnīca efektu gādu sam samazināšanā no pašreizējās, eh, pašreizējās skaitļu uz augstāku līmeni, tātad no 50 uz 55% ir sasniedzama. Nu, tad te var teikt, ka no manas perspektīvas raugoties, mēs šobrīd esam ļoti labā izējas punktā. Jo, ja mēs kaut vai enerģijas sektorā izdarīsim visu, par ko jau esam vienojušies, tad tādā gadījumā tikai mūsu sektorā vien mēs jau varētu nodrošināt samazinājumu par 45%. Daudz vaicāja, vai ir tā, ka mēs šobrīd tikai nogaidām uz eh, nacionāliem enerģijas un klimatu pārmaiņu plāniem. Nē, tā gluži nav. Bet galvenais skaidrojums nu, tam, ka šie plāni vēl nav iesniegti līdz galam, ir tas, ka bija ļoti nopietnas sarunas. Pēc tam, kad valdības nāca klajā ar saviem plānu projektiem un daudzās dalību valstīs, līdz ar to daudz, kur pārējās iestādes vēlējās mērķus palielināt, ambīcijas palielināt, un šī kavēšanās faktiski notika nacionālo procedūru dēļ. Uh, lēmumu pieņemšanas procesu dēļ. Viņiem ne tikai bija šie plāni jāizstrāda, bet, protams, pēc tam arī eh, jāapspriež un noslēdzošā kārtā jāapstiprina valdībā vai parlamentā. Nu, un, protams, tādējādi tāpat laikā nu, tiek nodrošināts skaidrs plāns par to, kā nodrošināt energoresursus, arī gadījumā, ja valsts atsakās no fosilās degvielas pamazām vienalga, vai te mēs runājam par akmeņogliem, brūnogliem vai eh, vēl nesko, nē, nē. Ambīciju palielināšana ir svarīga. Savukārt ambīciju palielināšana šai sektorā liks arī pārējiem sektoriem pildīt savu daļu uzdevuma. Protams, ka ar Eiropas Savienības līmenī tāpat laikā varam jau kaut ko darīt. Vidē draudzīgas enerģijas pakotne pilnīgi noteikti rada jau tālākus pamatus sektoru integrēšanai ar dažādiem noteikumiem. Sektora integrācija, piemēram, par transportu te var runāt, lūk, arī dzēsēšanas un apkuras sistēmas. Tāpat arī te tiek runāts par to, kā veicināt atjaunīgo resursu izmantošanu rūpniecībā, uh, tajos sektoros, kur elektrificēšana nav tik vienkārša. Un tāpēc jau šogad organizēsim diskusijas arī par to, kā vairāk izmantot ūdeņradi, jo tas piedāvā būtisku eh, potenciālu pārējai uz vidē draudzīgu enerģiju. Nu, protams, ka tāpat arī nepieciešams atbalsts elektrības tīkliem – ir jāveido plaši energo uzkrāšanas eh, varianti. Ir tāpat jā, jāatbalsta sektora sasaistīšana un eh, dekarbonizēto gāzu izmantošana, jādomā par šādu gāzu transportu. Nu, piemēram, smagās automašīnas dzelzceļš. Un, protams, šīs oglekļa intensīvās nozars ir tie lielākie problēma jautājumi, un par tiem gatavojam eh, iniciatīvas šobrīd, lai pārliecinātos, ka mūsu ambīcijas ir augstākas arī tur, augstākas nekā šobrīd. Man ir bijusi iespēja ar daudziem no jums tikties, un jūs man esat vaicājuši arī par starpsavienojumiem. Piekrītu, ka elektrības tīklu loma ir ļoti svarīga. Tādējādi varēsim arī vairāk izmantot atjaunīgos energoresursus un radīsim lielākus reģionālos elektrības tīklus, no kā, protams, labam gūs patērētāji. Šie iemesli pēc ir nozīmīgi pārliecināties, ka visas tās vienošanās un noteikumi, ko esam panākuši, tiek arī īstenoti. Starp savienojumu kapacitātes eh, pieejama ir vajadzīga lūk arī pārobežu tīklu vajadzībām. Jaunie noteikumi paredz atbilstīgus eh, priekšnosacījums, piemēram, 75% rādītājs, tiek noteikts, tas nozīmē, ka dalība valstis, kas šo rādītāju nesasniedz, eh, nu, tiek uzlik, aplikts ar pienākumu rīkoties un to darīt turpmākajos piecos gados. Es pilnīgi noteikti sekošu līdz rīcību plānu atbilstīgai īstenošanai to starp, tā lai katru gadu starp savienojumu izmantošana ar vien pieaugtu. Otrām kārtām kapacitātes mehānismi un īpaši jau suspīdījis fosilējām spēkstacijām ir jāierobežo tika uzdots arī jautājums par to, ka atsevišķos sektoros, piemēram, pamazām atteikšanās no akmeņoglām ir vieglāka, ja tā, tā, tās tiek aizstāktas ar sašķidrināto dabas gāzi. Un ir jautājums par to, vai var tikt izmantot līdzekļi no taisnīgas pārējais fonda, lai šāda veida gāzes izmantošanu finansētu. Bet ir arī citi struktūra fondi, kas varētu palīdzēt, eh, piemēram, apkurs sistēmas eh, renovēt, atjaunināt. Un mēs turklāt zinām, ka Eiropas Investīcija banka ir pieņēmusi zināmus lēmumus ar atsevišķiem, par atsevišķiem izņēmumiem, kas var tikt piemēroti uz centrāla apkuras uh, projektiem. Pāris vārdos par gāzes projektu finansēšanu un to iespējamo, jeb gāzes iespējamo lomu pārējais posmā. Jūs jau zināt, ka ceturtais kopējo interešu projektu saraksts, jeb ja PCI saraksts, tika izvirzīts, to darīja iepriekšējais komisijas sastāvs jau. Un doma ir panākt nulles uh, siltumnīca efektu uh, gāžu emisijas līdz 50. gadam, un tad, protams, būs vajadzīgs dekarbonizēt pilnību. Tas nozīmē, ka arī gāzes sektors būs pilnībā jādekarbonizē. Uh, Jāsaka, atsevišķās sektoros tas ir grūtāk, nu, piemēram, transporta un citur, kur šī elektrifikācija nav tik viennozīmīga. Pilnībā jāizmanto arī līdz ar to sašķidrinātā dabas gāze pārejas posmā. Mums jau bija iespēja apspriest šo piekto pēcēji sarakstu un atkārtošu to, ko jums apsolīju septembrī ka es spēcināšu Eiropas parlamenta iesaisti šai procesā un turpināšu pastāvīgu politisko dialogu. Runāšu ar ITRA komiteju šī procesa gaitā par visiem galvenajiem aspektiem, kas definē šos sarakstus. Tā, lai varētu tiešām identificēt atbilstīgās infrastruktūra vajadzības katrā ES reģionā, lai varētu izvērtēt atbilstīgos kandidātu projektus, kas šāda veida vajadzības risina. Jau šobrīd, jau šajā tenī regulas kontekstā, uh, esam sākuši strādāt pie piektā saraksta. Un tur veicam ilgspējības novērtējumu, jeb kāda veida pārējiem projektiem. Ilgspējīgas kritēriju atjaunināšana arī tiks veikta pavisam drīz, un tā tiks, tie tiks pilnībā integrēti PCI eh, piektā saraksta projektu izvērtēšanā. Daudzi jautāja, ko varam darīt energo nabadzības lietā. Daudzās dalību valstīs ir ļoti daudz tādu mājokļu, um, kas ir savos paš, nu, tādos principos pēc rakstura ļoti atšķirīgi viens no otra. Nu, piemēram, lūk, um, nomas tirgus, daudz kur, piemēram, nomas ir, citur privāta mājas, citur dzīvokļu mājas. Katrai dalībvalstī, protams, ir savi juridiskie ietvari, bet mēs varam palīdzēt sabiedrībai, kopienām, piemēram, ar paraugu prakses apmaiņu. Un pilnīgi noteikti to arī darīsim, tā lai šis atjaunošanas vilnis, kas nu jau ir izziņots un kam ir jānāk, palīdzētu mums eh, arī šai jomā. Jo, protams, 40% energopatēriņa šobrīd uh, rodas tieši apkuras un dzēsēšanas uh, sektorā. Tādējādi tiek risināti divi aspekti. Pirmām kārtām saņemam papildu finansējumu jo finansējums un aizdevumi uz labvēlīgiem noteikumiem šobrīd nav pietiekami pieejami minētajām vajadzībām. Tāpat arī jārisina pro, progresīvi jautājums par šķēršļiem eh, šāda veidā ēku renovēšanai, atjaunošanai. ir jārada saiknes starp eh, celšanas, celtniecības sektoru, tātad arhitektiem, celtniekiem tā tālāk, pašvaldībām, un tā tālāk ir jāpar, jārada šī saiknes starp sektoriem, un īpaši uzmanība jāpievērš eh, atjaunošanai tādām jomām, kur ir papildus pievienotā vērtība Eiropas Savienības mērogā skolas, eh, slimnīcas šeit domāju. Uh, Nu, protams, ir ietaupījumi gūstami caur energoefektivitātes uzlabošanu, kas beigu beigās nāk par labu arī kopumā sabiedrības veselībai, bet tas attiec arī uz sociālajiem mājokļiem un nu, īres dzīvokļiem. Tātad paraugu prakses eh, apmaiņa ir svarīga. Ir arī mm, veikts pētījums, respektīvi, ka, ja, piemēram, tiek renovēta māja, ka, mm, dzīvokļu māju, kas celta 80. gados, piemēram, Austrum Eiropā, apmēram 40% mazāk enerģijas pēc tam tiek tērēts pēc šiem atjaunošanas darbiem, siltināšanas darbiem. Tādi rādītāji ir identificēti. Tas, protams, samazina arī apkurs rēķinu. Mm. Tālāk. Jautājums par taisnīgās pārējas fondu un ka tas pats par sevi nav vienkārši tāda burvju nūjiņa, kas atrisinās pilnīgi visas mūsu problēmas. Protams, nē, bet tāpat laikā tas piedāvā papildu palīdzību reģioniem, kas sastopas ar, kas, kas šobrīd ir tādā sarežģītākā izējas punktā nekā varbūt cita reģiona, kas savukārt nav tik ļoti atkarīgi no fosilās dagvielas jau šobrīd. Agrākos laukos, jeb, laikos jebkāda veida būtiska pārēja nozīmēja to, ka viens vai otrs reģions faktiski nonāca nu, tādā sliktākā pozīcijā, palika aiz muguras, iepalika, un mūsu mērķis ir nodrošināt to, ka zaļā kursa ietvaros un efektivitātes mērķu ietvaros mēs nevienu neatstājam aiz muguras, un mēs palīdzam šiem reģioniem rast jaunas nodarbinātības iespējas, palīdzam reģioniem un nacionālajām valdībām, uh, rast finansējumu atsevišķu pasākumu īstenošanai, lai izvarīt, izvairītos no darba vietu zuduma šais reģionos, jo mēs zinām, ka vidē draudzīga enerģija var radīt, tās izmantošana var radīt darba vietas, bet, protams, ka um, nu, darba vietas var iet arī zudumā atkarībā no geogrāfiskās atrašanās vietas. Ar šo taisnīgās pārejas fondu mēs šādu veidu situācijas vesel, vēlamies risināt. Mēs varam eh, darba ņēmiem pārkvalificēties, varam palīdzēt piesārņojošākām eh, rūpniecības nozarēm mainīties. Ņemot, un, teiksim, varbūt arī nu, kaut kā izvērsties, ņemot vērā, ka eh, parādīsies darba, papildu darba spēks. Bet, nu, mūsu, jā, gala mērķis ir 2050. gads. Bet no šodienas skatu punkta tas ir tikpat tālu, cik 1990. Mm, gads. Pētniecība un novatorisms arī ir jomas, kas jāspēcina, jāizmanto pilnīgi visi iespējamie mēri un pasākumi, tehnoloģiskie risinājumi, kas ir pieejami. Atgriežoties pie tiem ambicioziem mērķiem, ko esam noteikuši, man te jāatkārto, ka viss, ko darām šeit Eiropā, Eiropas Savienībā, kopā ar nacionālajiem parlamentiem un valdībām, ir ļoti nozīmīgi. Un mums jārāda arī citiem piemērs tā varam uzņemties vadību, un mums, protams, ir vajadzīgi arī līdzīgi domājoši partneri pasaulē. Un tāpēc enerģijas dialogi ar galvenajiem partneriem ir ļoti nozīmīgi. Plānojam noturēt enerģijas dialogus jau šī gada laukā, ar, laikā ar, ar ASV, Japānu un Ķīnu. Tāpat paredzēta kolēģijas tikšanās ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem. Anna pirms tam baicāja, ko mēs darīsim ar Rietumu Balkānu valstīm. Nu, protams, ka svarīgi pārliecināties ir, ka mums tuvie kaimiņi, jeb kaimiņu valstis un to rūpniecības nozars pārņem mūsu mērķus. Pašreizējā prezidentūra, Horvātija, par vienu no savām prioritātēm ir noteikusi uh, veicinātu šo vidē draudzīgo, mm, vidē draudzīgo enerģijas avotu izvēršanu salās. Nu, mēs strādāsim ar viņiem roku rokā. un centīsimies rast pēc iespējas vairāk līdzīgi domājošus partnerus. Lielas paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu iespēju jums tikties arī kādā nākamajā reizē vai nu divpusēji, kaut kur Strasbūras gaitiņos vai šeit šādā formātā. Paldies! Thank you, thank you very much. Lielas paldies, paldies komisārs kundze, paldies par prezentāciju, par atbildēm. Un jā. Arī mēs ar nepacietību gaidām iespēju turpināt šo ciešo sadarbību ar jums divpusē, dažādos pasākumos. Nu, un, protams, esam gatavi jūs uzaicināt arī šeit uz komiteju, jo mums ir ļoti daudz darba kopā paveicams. Godātie kolēģi, pēc trim minūtēm sāksim uzklausīšanu par programmu apvārsnes. Tāpēc tie, kurus šī mm, uzklausīšana interesē, uzkavēties, esiet lūdzu pacietīgi. Savukārt, tos, kam tā neinteresē, lūdzu klusītēm un efektīvi pametiet zāli. Lielas paldies par to, ka bijāt klāt šorīt. Paldies! Dear colleagues, uh, if you are ready, I would propose to start because. Uh... Godātie kolēģi, esat gatavi, es ierosinātu sākt darbu, jo mūs gaida ļoti interesantas prezentācijas. Un uh, es esmu pārliecināts, ka būs ļoti daudz intereses arī no klausītāju puses, jo šī tēma ir mums ārkārtīgi svarīga un svarīga visai Eiropai. Un tā tad. vēlētos teikt šeit apsveikumu vārdus mūsu runātājiem. Seši runātāji uzaicināti. Itra komitejas vārdā vēlos um, teikt, ka priecājamies jūs te redzēt. Tāpat arī priecājos redzēt šeit klausītājus. Paldies kolēģiem no Itra par klātbūtni. Turpinam šīs dienas darbu ar publisku uzklausīšanu strateģiskā plānošana programmas apvārsnes kontekstā, misijas un partnerības. Un te doma par lūk šo pirmo strateģisko plānu turpmākajā ietver programmā pētniecībā un novatorismā, kas pazīstama kā apvārsnes Eiropai. Eiropas parlaments, kā jūs zinat, ir ar spēcīgu un ambiciozu nostāju apvāršņu programmas jautājumā, ņemot vērā, cik ārkārtīgi svarīgi ir šī programmas loma eh, un cik svarīgi ir pētniecība un novatorisms šai pārējā uz digitāli ilgtspējīgu nākotni. Tas skatāms arī kontekstā ar mūsu ambiciozajiem mērķiem Eiropas zaļā kursa ietvaros, bet, protams, ir arī citi nozīmīgi mērķi, kā piemēram digitalizācijas jomā, labāku tehnoloģiju jomā Un mēs šeit atkārtojam prasību pēc atbilstīga budžeta. Uh, 120 miljārdi eiro bija prasītā summa šai ļoti svarīgai programmai, 28% vairāk nekā sākotnējais priekšlikums no komisijas. ITRE komiteja turklāt veic arī regulāru apmaiņu, viedokļu apmaiņu par notikumiem, eh, par šo strateģisko plānu un īstenošanas procesu apvāršņā ietver, īstenošanas ietvaros. Mūs īpaši interesē šīs misijas un partnerības. Apzināmies, ka šī gada pirmajā mēnesī jau piedzīvojam tos svarīgākos mirkļus šo misiju partnerību definēšanā. E, misijas ir tas tāds jauns elements šai kopējā ietvarā pāršņa programmā. Esam daudz par to diskutējuši. Esam mm, grozījuši dokumentus un tekstus, tiesību aktus. Un visās diskusijās, kas norisinājušās, eh, par to esam runājuši. Bet katrā ziņā ārkārtīgi tagad ar nepacietību gaidām eh, redzēt, kā tas notiek. Ambīcijas augstas, apvārsnes plašs, nu, bet lūk, tad ir šīs piecas galvenās misijas - vēža apkarošana, mm, klimata pārmaiņas šīs jomas sāk attīstīties, mūs interesē, kas šeit ir tas interesantākais, kāda problēma jautājuma. Partnerību instrumentu jomā savukārt eh, ir ļoti liela dažādība um, 21 partnerība reģistrēta līdz šim, un tās ieņem dažādas formas apvāršņu programmas ietvaros, um, gan privāti un valsts, valsts un valsts organizācijas starpā un tā tālāk. Mūsu rīcībā ir gandrīz divas stundas. Katram runātājam, to kā zināms, kopā ir seši, esam no, paredzējuši astoņas minūtes prezentācijas sniegšanai. Un tad pēc tam deputātus lūkšu izteikties. Pirmām kārtām došu vārdu divām atbildīgajām personām, kas strādā ar apvārsnes Eiropai. Un tad došu vārdu citiem kolēģiem, kas ir ēnu referentiem, pirmā roka tā teikt, bet ļoti uzmanīsimies ar laiku, jo vēlos, lai varētu izteikties pēc iespējas vairāk klātesošo un turklāt vēlamies piešķirt pietiekamu laiku katras kārtas beigās arī atbildēm uzaicinātajiem runātājiem, lai viņi varētu reaģēt uz dzirdēto katram 5 minūtes. Nu, un tad tālāk vēlos sākt pirmo kārtu, divi pirmie runātāji par misijām, un pirmajā kārtā, tad, tad pēc tam pēc pirmās kārtas būs jautājumu uzdevēji, viedokļu apmaiņa, pēc tam Otrā daļa ar pārējiem četriem runātājiem. Un tad pēc tam atkal lūk jautājumu uzdošana šiem četriem runātājiem tūlīt pēc viņu prezentācijām. Nu, tātad misijas vispirms. Pirmā run, pirmais runātājs Prist, eh, profesora Kristīna Šonjena. Viņa stāstīs mums par vēzi apkaroš, vēža apkarošanu. Viņa ir no Parīzes. Un, protams, ka vēzis ir tāda sērga, kas ir aktuāla faktiski gandrīz katram iedzīvotājam tādā vai citādā veidā. Un ap, šis jautājums, protams, iekļaus veselības aizsardzības pīlāra apāršņa programmā un itreko man komitejā esam priecīgi par to, ka varat būt šodien šeit, prezentēt šīs misijas darbu un tūlīt pat došu jums arī vārdu. Paldies, ka esat šeit! Thank you very much, Mrs. Chair. Uh, distinguished... Jā, paldies priekšsēdētāji godātie uh, komitejas uh, deputādāms un kungi. Vispirms gribu, es varētu lūdzu mikrofonu uh, tuvāk sev pielikt. Labi, paldies. Jā, es gribētu ar jums vēža misiju. Uh, un arī priekšsēdētāja vārdā, kurš nemžēl šodien nevarēja ierasties, gribēju pateikties jums par šo sniegto iespēju, um, dalīties ar jums par līdz šim paveikto. Ja mums būs laika beigās, tad arī, jā, mums eh, gribam runāt arī par nākotnes izaicinājumiem. Kādēļ bēzes? Lieta ir tāda, ka šī problēma jau runā pat par sevi, te ir divi skaitļi. Vispirms jānovērš diagnoze apmēram 20% šī izplatība būs 2035. gadā Eiropā, un tā būs, tas būs pirmais nāvis iemesls līdz 2030. gadam. Lai mainītu skaitļus, mums ir nepieciešama jauna dimensija. Esam ļoti pateicīgi arī par apārsnes Eiropu programmu, kas mums sniedz šo jauno dimensiju izveidojot uh, vēža misiju, kā arī uh, izstrādājot Eiropas Savienības uh, rīcības plānu vēža apkarošanai. Tad priekšsēdētājas jaunās komisijas sniegtais jaunā, sniegtā jaunā dimensija paredz abus šos pasākums, kas viens otru papildinās un cerams to varēsim arī apvienot ar programmu Apvārsnes Eiropa. Mūsu darbības loki ļoti plaši un viena no misijas jomām ir koncentrēs tieši uz vēža slimību. Mums ir identiski procesi, mums ir misijas valde, ir 15 cilvēki, kas tur strādā priekšsēdētājs Valters Rigjārdī un arī es, es esmu vicepriekšsēdētāji, mums ir 15 valdes locekļi, kuriem ir ļoti plāša ekspertīze, klīniķi, mediķi, zinātnieki, biologi, radiologi un rūpniecības pārstāvi, pediatrijas pārstāvi, hematologi, pacientu asociācijas, NVO un starptautiskās aģentūras. Tad mēs arī strādājam tāpat kā visas misijas asamblējā. Asamblējā nav vairāk par 30 dalībniekiem no 26. Nu, visiem šiem locekļiem ir dažādi ekspertīzi, pārstāv dažādas valstis. Asamblējas priekšsādātājs ir arī pašas misijas valdes priekšsādātājs. Tad um, asamblējā mēs iegūstam papildu zināšanas ekspertīzi, tas palīdz misijas valdes locekļiem, tad arī labāk definēt uh, mūsu uh, iesaistīto pušu īpaši pilsoņu līdzdalību. Mūsu darba metodas, sasniegumi, uh, turpmākais darba grafiks, pie tā gribētu pakavēties. Tad, nu, Mūsu darbu galvenokārt nosaka tie iemesli, kādēļ izveidot ir šīs misija un kāda ir mūsu orientētā pieeja. Vēlreiz gribētu paskaidrot, kādēļ šīs misijas vispār ir izveidotas. Lai sniegtu norādes Eiropas pētniecībai un inovācijai, risinot so sabiedrības lielākos izaicinājumus, lai sniegtu konkrētus rezultātus pilsoņiem, lai varētu iekļaut pilsoņus, iesaistītās puses, lai ciešāk varētu noteikt pētniecības prioritātes, bet ne tikai zinām, kā varam arī organizēt vispārīgas aktivitātes, lai visi vienlīdzīgi varētu Eiropā izmantot labāko Eiropas inovācijas, eh, zināšanas, pētniecību, um, lai varētu labāk eh, ārstēt vēzi misiju, un šis ir pēdējais slaids. Uh, Mīsija nosaka konkrētos mērķus ar specifiskiem uzdevumiem noteikto laika sprīdī. Un tad šīs pirmais teikums mums darbā ir ārkārtīgi svarīgs. Šī metode ir svarīga, lai varētu maks, maksimalizēt arī investīciju ietekmi, lai atrisinātu globālos izaicinājumus, lai pilsoņi vieglāk arī varētu saprast šo investīciju vērtību, kā arī sniegt pilsoņiem konkrētus rezultātus. Pēc pieciem mēnešiem strādājot misijas valdē, esam nonākuši pie vienprātības par to, ka galvenais mērķis būs izglābt Eh, cilvēku dzīvības un eh, vēža pacientu dzīvēm ir jābūt augstai kvalitātei. Tāpēc esam noteikuši specifiskas aktivitātes, lai mēs varētu strādāt, palielināt zināšanas prevenciju, optimizēt aprūpi, uzlabot dzīves kvalitāti. Šeit ITRE komitejā pieļauju, ka komitejas deputātiem ir ļoti aktuāli tieši pētniecības eh, inovācijas daļa, ne tikai zināšana jomā, jūs to redzat arī prevencija, optimizēta aprūpe. Um, dzīves kvalitāte, mēs šeit runājām par eh, dažādu veidu pētniecību. Tad arī esam identificējuši dažādas eh, aktivitātes un atslēgu vārdus, kas ir svarīgi četros jomās. Protams, kā mums ir īpaši uzmanība jāpievērš mūsu ekosistēmai, kas mainās, jāizmanto digitalizācija un datu apmaiņa. Arī vienlīdzīga piekļuva aprūpe ir svarīga. Uh, Eh, vienlīdzīga piekļuve skrīningam, eh, vienlīdzīga piekļuve pētniecības rezultātiem. Tad arī eh, mēs pievēršam uzmanību arī darba spēkam. To nevar paveikt bez darba spēka. Inovācijas ir svarīgas un izaicinājumi lieli. Mums te nebūs nepieciešama starptautiska sadarbība. Noslēgumā divi attēli par mūsu termiņiem, darba grafiku, ko, kā teicu, kopš 19. gadsimta da, septembra līdz janvāra beigām, proti tagad esam beiguši savu pārdomu laiku izstrādājuši izaicinājumu sārakstu, rīcību sārakstu, tas ir šīs diskusijas pamatā. Tad o, mēs gribam vispirms sākt diskusijas ar asamblēju, izrunāsim visu šīs aktivitātes, un tad o, šīs diskusijas sāksies šīs nedēļas beigās, un tad visu to konkretizēsim februārī, tad būs arī sanā tikšanās ar, komisionār, ar komisāriem. Uh, notika jau šīs tikšanās decembrī, tas bija ļoti liederīgi un turpināsim arī tikties divreiz tikāmies ar dalību valstu pārstāvjiem, arī valsts vēža apakšgrupa strādāja, un tad mēs turpināsim šo darbu, lai varētu sadarboties ar citām iestādēm, kas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgs, lai varētu īstenot savu darbu. Uh, Tātad aktivitātes nav galīgas. Šī, mēs tās definēsim, finalizēsim tad, kad būsim ar visiem tikušies, un šeit jūs, protams, Eiropas parlaments esat pirmā interešu grupa, ar ko gribam sadarboties. Mēs gribam sastrādāties ar Eiropas parlamenta deputātiem, īpaši, kas nodarbojas ar vēža jautājumiem, darba grupu, arī iesaistīt šeit uh, Uh, pilsoņus ir ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams laiks. Gribam visu paveikt jau arī līdz mūsu gala dokumentu izstrādāja aprīlī. Sākām Briselē, tikāmies ar asamblēju un iesaistītām pusēm, būs tikšanās arī martā, bet ir svarīgi mūs prāt arī doties uz katru dalību valstu, lai redzētu, uh, tad, ko vēlas pilsoņi dalību valstīs ko dalībvalsts noteikuši par savu prioritāti vēža apkarošanā. Lūk, misijas valdē esam noteikuši arī, ka katrs misijas loceklis tiks saukts par vēstnieku un tiks nosūtīts kā vēstnieks uz vismaz vienu vai divām dalībvalstīm. Izaicinājumi apņemšanās. Mums ir eksperti misijas valdē un asemblējā. Mēģinam rast risinājumus, kā pielikt punktu vēža slimībai. Izaicinājums ir liels. Uh, lai mēs, nu, nezinām, vai tas mums eh, izdosies dažu mēnešu laikā, bet, nu, varam noteikti uh, mēs varam um, pieņemt pasākumus, uh, pētniecības attīstības pasākumi dažkārt uh, jāizteno 10-20 gadu laikā. Galvenais izaicinājums, kā teicāt, priekšsēdētāji, tāds, ka Eiropas Savienības dalība, Savienība dalība valsts daudz jau ir darījuši cīņā pret, ir rekomendācijas, ir uh, vadlīnijas, tas ir tagad mūsu prāt ir jābūt saistošiem mērķiem, lai tiek tiešām mūsu izstrādātām aktivitātēm būtu arī konkrēti rezultāti, tas tiktu īstenots. Liels paldies šam Jēnas kundze, paldies par prezentāciju. Esmu pārliecināts, ka būs daudz jautājumu, komentāri jums par šo. Un tas notiks pēc otrās prezentācijas. Uzstāsies eh, Emanuēl Forest kungs no misijas par klimata neitrālām viedām pilsētām. Tad uh, viņš mūs jāiepazīstinās ar šo misiju. Tas ir cieši saistīts ar zaļo kursu. Lūdzu, vārds jums. Astoņas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gudētie deputāti, dāmas un kungi, liels gods un būt uh, šeit jūs priekšā un arī lieliski iespēju jūs iepazīstināt ar mūsu misijas darbu. Paldies par uzaicinājumu! Feliks Pakē, kad viņš uzsāk šo misiju, septembrī sacīja, ka šeit nav runa tikai par pētniecību, te ir svarīgi uh, sniegt labumu visiem pilsoņiem. Jā, mani iedvesmoja arī zaļais kurs. Mēs piedāvājam definēt mūsu misiju tādu, kā mēs uh, līdz 2030. gadam vēlamies simts pilsētas padarīt klimata neitrālas. Mums ir ziņojuma projekts, tam ir nosaukums, uh, par ko vienojamies arī ar komisāru decembra beigās. Uh, Un tad, lai to komentētu, man ir jāteic, ka patiesībā mēs vēlamies uh, tiešām būt zaļā kursā, uh, tāda kā izmēģinājuma trusīši un pierādīt, ka tas ir iespējams. Ja vēlamies līdz 50. gadam būt uh, klimata neitrāli, tad līdz 30. gadam ir jābūt vismaz 100 uh, veiksmīgiem projektiem. Tas ir mūsu mērķis, bet uh, tas uh, būs arī tāds iespējams eh, risinājums visiem pilsoņiem, lai varētu klimata neutralitāti piemērot visur, eh, visos debes pusēs, lai izveidotu jaunu, jaunas pilsētas, eh, reģionus un tam līdzīgi. Pil, tā var būt pilsēta, tas var būt rajons, tas var būt kāds īpaši interesu zonas, piemēram, lielas uh, lidostas, universitāšu teritorijas, tas var būt slimnīcu teritorijas, jebkura pilsēta vidi tā var būt. Svarīgākais ir, lai beigās būtu simts šādas vietas, kas tiešām būs eksperimentu inovāciju centri Eiropas pilsētās, un tas līdz 50. gadam. Piedāvājam komisijai uh, Uh, noslēgt klimātu pilsētu līgumu. Ko tas nozīmē? Mēs vēlamies strādāt kopā, kreatīvā procesā pie katra pilsēta, attiecīgajā dalība valstī, ar, protams, Eiropas komisiju un ar visiem iesaistītajām pusēm arī mm, vietējā līmenī, lai varētu identificēt politikas īstenošanas problēmas, arī identificēt kopīgos uh, klimata mērķus, strādāt pie juridiskā finanšu satvera un tam līdzīgi. Tad vienkāršojot, jāteic, ka klimata pilsētas līgums ir tāds sapratnes memorands starp pilsētu komisiju, dalību valstīm, visām iesaistītajām pusēm, un tad mēs arī noslēgsim īstenošanas, piemērošanas līgumus, būs koncesiju projekti, klasiskie infrastruktūra, privātis valsts projekti, ar ko un kā mēs strādāsim. Misijas nosaukums ir klimatneitrālās pilsētas pilsē, pilsoņiem un pilsoņu iesaiste ir ļoti svarīga. Tas ir tiešām šīs misijas stūrakmens. Mums uh, pilsonis vairs nav jāuztver tikai kā lietotājs, bet kā dalībnieks. Ražotāji, īpašnieki, patērētāji, viņi rada oglekļa nospiedumu un viņi var mums arī piedāvāt dažādas ļoti vērtīgas iniciatīvas. Mūsu sapnis būtu lai katrs pilsonis saprastu, ka es arī varu nedaudz kontrolēt klimatu. Ja pēc simts gadiem cilvēki būs laimīgi, tad es arī varēšu būt par to atbildīgs. Tas bija citāts. Tas eh, to sacīja Anguls eh, Vaņčehovs eh, lugā. Tālāk par finanšu līdzekļiem, par tehniskiem līdzekļiem. Kā es jau par to runāju, Eh, finanses, protams, ir svarīgākais, kā vienmēr priekšsētāji jūs minējāt, ka ir nepieciešams adekvāts budžets, protams, tas būs Eiropas apvārsnis, eh, tad arī, lai būtu pareizie procesi un tehnoloģijas, un lai mēs varētu izveidot klimatneitrālās pilsētas. Arī pašām pilsētām būs jāīsteno šie projekti, lai līdz 2030. gadam pilsētas kļūtu par klimatneitrālām. neitrālām Nepieciešams būs, protams, finanses, investīcijas, neminēšu visus finanšu rīkus, kas ir pieejami. Cits starpā, protams, ir struktūra un investīciju fondi, taisnīgais pārējas fonds. Esam jau vairāk kārt par to runājuši, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt līdzsvars starp rietumiem un austrumiem, lai pilotu projekti tiešām tiktu īstenoti visās Eiropas valstīs. Tas būtu tiešām ļoti vēlams. Uh, Arī ir zaļā banka, klimata banka ir ļoti labs uh, finansējuma avots. Tad arī būs nepieciešams izmantot esošās zināšanas. Jau diezgan daudz, ko ir paveikusi Eiropas Savienība, lai arī uh, palielinātu zināšanas. Uh, inovācijas, enerģijas efektivi, efektivi, enerģētiski efektīvā ēka, pētījumu, ko veica komisija, daudz dažādas iniciatīvas, ko nākuši klajā arī ir mēri, pašvaldības, Eiropas zaļās pilsētas, īpaši enerģijas eh, tehnoloģijas plāns, simts eh, esu eh, pozitīvi enerģētiskie rajoni. Mums ir jāizmanto šī zināšanas, jādalās ar visām pilsētām. Eiropas inovācijas partnerība arī viedajās pilsētās kopienās, tas ir ļoti svarīgi. Tad es arī tikko runāju ar uh, kopu uzņēmuma kolēģi arī par uh, alternatīvo degvielu ūdeņrādi. Tas arī būs daļa no mūsu projekta. Arī Eiropas uzņēmumiem vēl uzspēlēs lielu lomu. Minu īpaši mazos vidējos uzņēmumus, jo tieši ēku jomā. Uh, Klimata neutralitātes sasniegšanā MVU spēlē milzīgu lomu. Nākamie soļi strādājam ar komisiju kolēģiem. Februārī ir sanāksmes arī ar dalību valstu ekspertiem un asamblēju. Mēs iesaistīsim iespējams arī iesaistīsim asamblēju apakšgrupā, lai zinātu, kāds ir šis uh, viedās pilsētas līgums, kā to izstrādāt, kā to piemērot Tas ir pilnīgi jauns koncepts. Tad ir arī jādefinē prasības, kritēriji, process, kā atlasīsim tās simts uh, klimata neitrālās pilsētas. Tad uh, arī tiksimies ar pārstāvjiem no visiem ES finanšu instrumentiem. Būs arī kopīga sanāksme noteikti ar citām misijas valdēm, no citām misijām. Četras misijas pašlaik ir identificētas zaļajā kursā. Uh, bet, protams, kā mēs varam arī ietekmēt cīņu pret vēzi, uh, labāku veselību, un esam tikai priecīgi sadarboties ar kolēģiem no citām misijām. Tad ir arī ideja veicināt šīs misijas starptautiskā līmenī, ja mēs gribam līdz 50. gadam klimata neitrālu kontinentu. Ja esam vienīgie, kas to sasniegs, tad nu, tas uh, Būs ļoti labi. Jā, tad rezolūcijas projektā lasēju arī, ka kāds piedāvā paredzēt konkrētus konkrētas aktivitātes klimata diplomātijā. Es ceru, ka esmu bijis labs uh, misijas valdes vēstnieks. Esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem, paldies. So much, you Lielas paldies, paldies par jūsu prezentāciju un uzreiz dosim vārdu deputātiem no ITRE komitejas. Kā jau es minēju, vispirms izteiksies abi referenti, un, protams, ir arī citi kolēģi, ēnu referenti, un ne tikai, kuriem vēlē, kuri vēlētos izteikties. Vispirms Nikas kungs, viņš ir atbildīgais referents par šo regulu. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties Šamienes kundzei un Foresta kungam par viņu prezentāciju. Un uh, sākumā es uh, vēlētos uh, publiski pateikties visiem par progresu, kas ir panākts sarunās starp parlamentu un komisiju, runājot par programmu apvārsnis. Tas ir patiešām labs piemērs tām, ka abas institūcijas noteikti var sadarboties, ja ir jāpanāk kopīgi mērķi. Mēs visi vēlamies, lai šī programma būtu izdevusies, lai tā dotu labus rezultātus patērētājiem, rūpniecībai. Protams, šeit misijas un asociācijas spēlē ļoti lielu lomu, pat izšķirošu lomu. Šīs misijas ir rūpnieciskās konkurētspējas daļa Eiropā un, protams, kā tās var gūt eh, labumu arī no dažādām papildu darbībām un programmām, kas pašlaik tiek īstenotas Eiropas Savienībā. Esmu kontaktējies ar eh, saviem kolēģiem, ēnu referentiem par apvārsni Eiropā, un mums ir eh, zināmas bažas jautājumi par šiem punktiem. Kā tiks atlasītas šīs misijas, kā tiks pārskatītas misiju uh, pārskatīti misiju mērķi, ir jāsaprot, ka šeit ir vajadzīgs arī skaidrs laika grafiks un skaidrs finansējums. Kāda saikne ir starp misijām, klasteriem un dažādām darbībām? Vai uh, veselības klasteris kaut kādā veidā dos savu ieguldījumu šajā vēža misijā? Tāpat arī kā tiks eh, apkopoti veselības projekti, vai tiks eh, kaut kādā veidā ietekmēts misiju budžets? Tāpat arī vai šeit būs kaut kāda sadarbība ar programmām, kur ir runa par solidāro veselību. Mums ir paredzēti 20 miljardi eiro jaunajā DFS, bet mēs nezinām, vai tie tiks iztērēti vai nē. Lielākā daļa no pētniecības pamatprogrammas finanšu līdzekļiem ir paredzēta dekarbonizācijai. Tātad šeit ir runa par klimata neitrālām viedajām pilsētām, un tā ir viena no lielākajām prioritātēm. Ko tieši šis zaļais kurs jums dos, un ko tas nozīmēs mūsu pilsoņiem? Liels paldies, Nikas kungs, ļoti svarīgi jautājumi. Daži no šiem jautājumiem iespējams ir jāadresē komisijai. Šeit mēs eh, vairāk runājam par saturu, bet eh, jebkurā gadījumā jūsu uzdotie jautājumi bija ļoti konkrēti. Uh, Mūsu rīcībā nav pārāk daudz uh, detaļu, bet varbūt jūs varētu tās mums sniegt. Tagad vēlētos dot vārdu Kristianam Eileram. Viņš ir ne tikai ETP koordinators, bet viņš ir arī atbildīgais referents par šo konkrēto programmu. Lūdzu, divas minūtes jums. Paldies! Uh, esmu mazliet nervos un vēlos jau tagad norādīt, ka mums nav principiāls vienošanās uh, ar padomi par strateģisko programmu, tāpat arī net, nav panākta vienošanās par budžetu. To noteikti vajadzētu saprast. Šķiet, ka tas bija tieši parlaments, kas runāja par vēzi un vēlējās likt uz to lielāku uzsvaru. Bet padomi norādīja, ka mēs risināsim vēzi kopā arī ar uh, citu slimību uh, problēmām, un šādā veidā mēs varētu pievienot vērtību. Uh, Mēs esam teikt uztraukušies, ka šis aptvērums ir pārāk plašs. Mums ir jāsaprot, ka budžets varētu būt apmēram 10% no otrā pīlāra. Tas nozīmē, ka visām šīm misijām mums varētu būt tikai 750 miljoni gadā. Varbūt eh, man ir tāds vācu raksturs, bet uh, kāda ir šī proporcionalitāte attiecībās to, kas ir ieplānots misijām un paredzamā finansējuma kopumā, ņemot vērā to, ka finansējums misijām ir relatīvi zems, bet apvārsnī 2020 mēs iztērējām apmēram miljārdu eiro tikai šim uh, veselības izaicinājumam, kas ir vēža projekts. Tātad īsnībā relatīvi šīs budžets ir ļoti mazs, un citās programmas daļās eh, nauda vēzim jau ir piešķirta. Par pārējām misijām jūs teicāt, ka tas viss ir jauns, bet eh, tā nav. Mums eh, bija 4 miljardu programma viedajām pilsētām mm, iepriekšējā sasaukumā, un lielāko daļu no budžeta mēs piešķīrām viedo pilsētu projektiem, kas ir saistīti ar CO2 samazinājumu un tas tika finansēts no dažādiem avotiem. Un uh, es kļūstu nervos, skatoties uz šiem reālajiem cipariem. Es nezinu, kā tas otrais pīlārs attīstīsies. Tāpat arī tiek runāts par taisnīgās pārējas fondu, tā ir tāda kā mantra, kas tiek pieminēta katru reizi, kad mēs runājam par finansējumu. Pagājušo reizi struktūra fondi netika īstenoti, to noraidīja padome un arī mūsu kolēģi Regija komitejā. Tātad Galu galā šeit ir runa par pārējais fondu, nevis par uh, viedo pilsētu CO2 samazināšanas uh, naudu. Tāpēc katru reizi, tad, kad mēs runājam par resursiem, mēs pieminām visus šos mums pieejamos resursus, bet mēs tos nevaram daudzkāršot. Cik ticams ir šis finansējums? Kādas ir attiecības starp to, ko mēs gatavamies darīt tagad, un naudu, ko esam tērējuši jau agrāk pie vēža projektiem. Tieši tāds pats jautājums arī attiecas uz viedajām pilsētām. Pagājušā sasaukumā tie bija 4 miljardi, kas eh, bija jau piešķirti. Tad, tad mēs šeit neapšaubām misijas, bet mēs vēlētos redzēt metodiku un vēlētos redzēt, kā budžets tiek eh, iztērēts sistemātiski. Uh, Pretējā gadījumā mēs šeit uh, formulējam mērķus, bet nesam īsti pārliecināti par finansējumu, un tas mani nervozē. Tagad Čabalavas kundze, viņa ir riņu koordinātore un arī ēnu referente. Paldies! Liels paldies par šo ļoti veiksmīgu uzklausīšanu. Es priecājos, ka mums izdevās to norganizēt tagad, jo tagad ir īstais brīdis, kad par to apspriesties. Mēs esam ļoti koordinēti. Šeit ir gan koordinātori, gan ēna referenti un tā tālāk, tāpēc es gribētu papildināt abu referentu teikto. Man ir tādas vispārīgākas pāžas par misiju rezultātiem kopumā. Un šeit es gribētu minēt konkrētus piemērus. Varbūt, ja būtu šādi konkrēti piemēri, konkrēti nākotne, tad mēs nebūtu tik uztraukušies. Jūs vairāk kārt norādījāt, ka pat šādas neveiksmīgas misijas, kas nesasniegs savus mērķus, būs noderīgas mūsu patērētājiem un pilsoņiem. Tāpēc, ka būs šī ekonomiskā un sociālā ietekme. Bet eh, pilsoņi nekad netiks informēti par eh, resursiem, pūlēm un finansējumu, kas tajā ir ieguldīti. Uh, vēlējos uzsvērt. Varbūt apvāršņu misijās daudz vairāk vajadzētu iesaistīt sabiedrību, un te ir runa par visām misijām. Komunikācija noteikti ir jāuzlabo. Mēs nevaram atļauties eh, to, ka mēs palaižam garām kādu no kanāliem, kur mēs varētu eh, iedrošināt pilsoņus, mēs varētu viņiem parādīt, kas tiek mainīts ar zinātni un novatoriskumu. Viņiem ir saprotu, jāsaprot, kādu pievienoto vērtību Eiropas Savienība dod viņu dzīvēs. Uzskatu, ka visiem spēlētājiem ir jābūt uh, iesaistītiem. Kā mēs to varētu panākt, gan tādā vispārīgā veidā, gan arī varbūt mums ir jāpaskatās uz konkrētiem piemēriem. Varbūt mēs varētu dzirdēt šādus piemērus no abu misiju pārstāvjiem. Es domāju, ka nākotnē tas noteikti būs svarīgi. Liels paldies Džabalavas kundzei, tagad zaļo vārdā ēnu referente. Džīna Daudinga. Liels paldies, ka mm, atradāt laiku, lai ierastos Eiropas parlamentā. Mēs ļoti augstu novērtējam šādu dialogu un iespēju saņemt atbildes uz uh, dažiem no mūsu jautājumiem. Ir skaidrs, ka misijas un partnerības ne tikai mēģināja risināt globālus uh, izaicinājumus, bet arī saņēma miljārdus nodokļu maksātāju naudas. Tieši tāpēc eh, būtu jānodrošina mm, laba caurdzamība. Vispirms eh, jautājums Foresta kungam par eh, klimata neitrālām un viedām pilsētām. Urbanizācija tuvākajās desmitgadēs tikai pieaugs, un tas parāda, cik svarīgas ir šīs misijas, kas strādā pie klimata neutralitātes un viedām pilsētām. Bet mēs zinām, kas ir svarīgi, tātad Ja mazāk būs benzīna automašīna, būs mazāk izmešu, ja būs mazāk automašīnu vispār uz ielām, tad eh, būs mazāk sastrēgumu, tīrāks gaiss un labāka dzīve kopumā. Kā jūs nodrošināsiet, ka projekti šajā misijā uh, ņemtu vērā mūsu zināšanu trūkumus, lai nodrošinātu reālus rezultātus, un kā mēs radīsim mm, risinājumu šīm urbānajām problēmām. Kā jūs nodrošināsiet, ka šīs misijas projekti patiešām samazina izmešas un kā e, šī ietekme tiks mērīta? Kādus pasākumus jūs ieviesīsiet, lai nodrošinātu, ka e, šo misiju paveiktais ļautu mums atrast zemoglekļa risinājumus visā Eiropā? un jautājums arī par pilsoņu līdzdalību. Papildināšu šeit kolēģis teikto, ko jūs esat darījuši vai ko jūs esat ieplānojuši darīt, lai nodrošinātu šo tiešo eh, sadarbību ar pilsoņiem un nepārstāvētām grupām, jo īpaši ir runa par produktu veidošanu un atlasi. Piemēram, es šeit domāju par eh, cilvēkiem ar atšķirīgām vai ierobežotām kustības spējām. Un tagad pavisam īsts jautājums par eh, Kromjēnas kundzei par vēzi. Kā jūs nodrošināsiet, ka šīs misijas projekti patiešām mētiecīgi izmanto resursus, lai vērstos pret vēzi, un lai nebūtu tā, ka valdes eh, locekļiem ir atšķirīgas prioritātes, un līdz ar to resursi tiek sadalīti mazāk strateģiskā veidā? Liels paldies! Eh, tagad ēnu referente no ID grupas Līdzīgundze. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, viesiem. Tad Eiropas komisija piedāvājusi Eiropas apvāršņu programmā atvēlēt simtiem miljār, simts miljārdus eiro, pārdomi, iespējams samazinās šo budžetu. Un tad, nu jā, šajās, uh, šīs sarunas notiks uh, par daudzgad finanšu schēmu. Uh, Nu, tas mums liek domāt, ka iespējams no piecām norādītajām misijām strateģiskajā plānā visas laicīgi nevarēs uzsākt savu darbu. Nu, tas, kā šodien mūsu vidū ir vēža un klimata neitrālo pilsētu misiju pārstāvi un nevis citu misiju pārstāvi, vai tas nozīmē, ka trīs pārējās misijas uzsāks savu darbu pēc 2024. gada? un vai arī esat aplēsuši savas finanšu vajadzības, lai sasniegtu eh, konkrētos un noteiktos rezultātus. Manuprāt, tas ir jautājums abiem eh, viesiem. Tālāk. Uh, apvāršņa programma nosaka, ka misijai konkrētā laikā termiņā ir jāsasniedz izmērāms mērķis, misijai, misijām ir jāietekmē sabiedrība, izmantojot pētniecības tehnoloģijas, misijām ir jābūt relevantām uh, ļoti lielai Eiropas sabiedrības daļai. Pašā sākumā Eiropas komisija vēlējās uh, izveidot daudz mērķorientētākas misijas un lai misijas varētu darboties daudz ilgākā laika posmā. Bet, nu, protams, lai identificētu specifiskus arī prioritātes un mērķus, ir izveidot šīs misijas valdes. Jautājums, vai misija valdes tiešām būs ne, neatkarīgas, vai šīs valdes tomēr pa, pe, pildīs komisijas vēlmi vai arī varbūt tikai vienas politiskās partijas vēlmes, vai nav risks atgriezties pie tāda modeļa, ko sākotnēji gribēja komisija, tad kā jūs sadarbosieties ar Eiropas parlamentu turpmāk, jo arī Eiropas parlaments kā līdz eh, likuma pieņēmējs arī mums jāsaņem informācija. Līdz ar to es prasu šeit absolūtu caurskatāmības jūsu darbā. Un tad arī kāda teikšana būs Eiropas parlamentam misijas valdēs, jo uh, arī mums būs jālem par turpmāko finansējumu. Paldies! Uh, of... Lielas paldies tagad EKR uh, grupas vārdām uh, ēnu referents Tašinovska kungs. Paldies, priekšādātāji! Arī es esmu pateicīgs par iespēju dzirdēt uh, skaidrojumus par šīm divām jomām. Kopā ar kolēģiem mēs apspriedāmies par visu likumdošanas paketi, tātad apāršņu paketi. Tas nebija vienkārši, un mēs zinājām, ka būs ļoti daudz finansiālā spiediena. Kolēģi jau to pieminēja. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to visu sasaistītu ar citiem mūsu projektiem, piemēram, viedās pilsētas. Vēlētos zināt, Vai jūs eh, sagaidāt eh, citus eh, finansējumus projektus, piemēram, Galileo, Kopernikus un tā tālāk? Mums ir jānodrošina pietiekama informācija par visiem šiem projektiem. Ja runa par viedajām pilsētām, Es baidos, ka te varētu būt runa par tādiem kā izolētiem projektiem, un līdz ar to mēs nevarētu nodrošināt eh, sinerģiju un informācijas apmaiņu, kas eh, nāktu par labu visiem, jo līdzīgi risinājumi iespējams, ka ir atrasti arī citur. Mums vajadzētu nodrošināt eh, Eiropas pieju. Ja runa par padomi, esmu ļoti apmierināts par to, ka mēs mēģinām risināt eh, šīs problēmas. Esam jau apspriedušies par šiem jautājumiem, un, protams, mums ir arī jāņem vērā vēža saslimšanas bērniem. Gribētu zināt, cik eh, daudz eh, budžeta te tiks atvēlēts. Un vēlreiz norādīšu, ka, manuprāt, finansiālās saiknes ar citiem projektiem ir ļoti nozīmīgas. Uh, Paldies. Tagad izteiksies e, pieci kolēģi, kuriem ir atvēlēta tikai viena minūte katram. Un tad e, katram ekspertam būs e, piecas minūtes atbildēm. Otra kārta noteikti būs vēl sarežģītāka, ja runa par laiku. Nedošu vārdu tagad Karvaļo kundzei. Es gribētu atlikt savu jautājumu. Uzdošu jautājumu par partnerībām. Man bija tikšanās, un uh, tāpēc nevarēju būt klāt. To izkundze. Allora, un... Viena minūte, jā, nu viena lieta. Es gribu tiešām jūs atbalstīt jūsu misijā. Eiropas parlaments ar jums sadarbosies, vismaz es noteikti jūs atbalstu. Tālāk par metodi. Pagātnē jau vairāk kārtīgi sacīts, ka šī nespēja veikt transnacionālu sadarbību pētniecības jomā, ka tas ir vājinājis eh, mūsu darbu, jo nu katra valsts mēģina te darīt, ko pati vēlas. Bet eh, misijas būtu ļoti laba iespēja, lai apkopotu resursus un sasniegtu aprēķināmus rezultātus. Jā, nu tiešām nav skaidrības starp uh, misijām un klasteriem tad, nu, da, mm, izvai, izvairīsimies no tā, kas bija iepriekš. Katrs dara ka, mm, tikai savu lietu. Mums ir jāsēdā kopā, mums ir 4 miljardi bija iepriekš, un mēs tikai apkopojot visus šos resursus varam panākt rezultātus. Tālāk par saturu. Šī vēža misija sākotnēji, mēs atceramies, tā bija, ce, tas sākos kā, sākās kā cīņa pret bērnu vēži izplatību. Uh, jo bērnu vēzis ir pirmais nāvis iemesls bērnu vidū šeit Eiropā, un tas tiešām ir kauns mūsu kontinentam. Neaizmirsīsim, ka tā ir absolūta prioritāte šajā vēža misijā. Paldies! Japs. Iepkungs, lūdzu. Thank you. Thank you. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums uh, par abām misijām. Un tātad jautājums gan Komienes kundzei, gan Foresta kungam. Un te es gribu runāt tieši par pilsoņu iesaisti. Kāda, jūsuprāt, ir pilsoņu loma jūsu konkrētajās misijās? Man vismaz šķiet, ka pilsoņu iesaistes loma varētu būt mazliet atšķirīga abos šajos gadījumos, jo īpaši, ja budžets, kā mēs tikko dzirdējām, ir diezgan ierobežots. Tātad eh, te ir runa par klimatā neitrālām un viedām pilsētām, un šeit šī iesaisti iespējams varētu būt plašāka nekā vēža gadījumā, jo vēzis, manuprāt, vairāk saistās tieši ar pētniecību. Un tad jautājums vēl Šamienas kundzē par vēzi. Kā jūs jūsu misiju sasaistāt ar šo slaveno Obamas uh, administrācijas iniciatīvu attiecībā uz vēzi? vai jūs kaut kā viens otru varat mācīties un tā tālāk. Kalvisas Moņusas kundze. Paldies! Vispirms es vēlētos eh, paust savu atbalstu misijām, bet esmu vienmēr domājusi, ka misijām vajadzētu kļūt tādām specifiskākām. Tātad, ja runa par viedajām pilsētām, tad eh, šīs eh, misijas pirmām kārtām attiecas uz šīm simts konkrētajām pilsētām. Bet, ja runa par vēzi, tad es neredzu šo konkretizāciju. Tātad tika runāts, piemēram, cīņa pret uh, bērnu vēža saslimšanām bija tas uh, sākotnējais uh, izejas punkts. More, it's, it's as as es uzskatu, ka mums kā vienam no likumdevējiem, jo īpaši šajā komitejā uh, vajadzētu labāk saprast šos transversālos jautājumus par datu eh, drošību un par digitālo jomu, skatu, ka šeit vēl ir daudz darāmā. Un tad eh, par pārējām misijām. Varbūt jūs varētu vairāk runāt par atlases kritērijiem. Tas eh, noteikti ietekmēs mūsu atlases procesus. Protams, viss ir atkarīgs no sākotnējiem kritērijiem. Tas noteikti noteiks arī tālākos uh, atlases eh, procesus. Es eh, gribētu zināt, vai jūsu uztvere kaut kādā ma veidā mainās vai attīstās atkarībā no konkrētās pašvaldības eh, politiskajām nostādnēm. Iespējams, ka viedokļi var būt ļoti atšķirīgi. Tagad pēdējā runātāja Solīs Pereses kundzei. Jā, paldies jautājums Foresta kungam. Mēs pašlaik strādājam pie likumdošanas ar Eiropas um, Inovācijas institūtu, un tad uh, mēs gribam izmantot tā saucamos kiks. Un tas ir savu veidu kā tad partnerības uh, klimata kik gadījumā Kā šī partnerība varētu sniegt dāvumu jūsu darbā, jūsu misijā par klimatu neutralitāti? Vai tas ir papildinoši? Tas ir ļoti būtiski, jo ņemot vērā ierobežojums budžetā, ir nepieciešams fin līdzfinansējums no dalību valstīm. Eiropas Savienībā domāju, ka nevaram atļauties dažādus finanšu instrumentus līdzīgiem projektiem. Tāpēc uzskaitu, ka šeit sadarbība ir būtiska, un tad kā esat iecerējuši to īstenot? Thank you very much. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu mūsu viesiem. Četras minūtes katram, nevairāk. Vispirms pirmā runā, runātāja vārds lūdzu. So thank you very much. Lielas paldies! Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Un kā jau sākumā teicu, arī mums, kā misija valdē, bija ļoti svarīgi dzirdēt jūsu domas par to visu. Sagrupēšu atbildes trijās kategorijās pirmām kārtām, un tā mums ir tā pati svarīgākā, ir pilsoņu iesaista. Lai arī mēs šeit runājam par vēzi un esam pieraduši strādāt, tāpat laikā esam pieraduši tādā ar pacientu asociācijām, ar vecāku asociācijām, biedrībām, jo jāsaka, nu, bet īpaši nav mums pieredzes ar pilsoņu iesaisti tieši. Uh, Neceros, kurš no deputātiem teica, bet viņš teica, ka, ka mm, vēzis ir tāda lieta, kas pats par sevi iesaista jau pilsoņus ja mēs vēlamies, lai patiešām cilvēki gūst labumu no šīs skrīninga un varētu agrīni diagnosticēt šos pasākumus, tam ir vajadzīgi sasaist ar pilsoņiem. Un tieši tāpēc varbūt. Um, Jāsaka, varbūt citās misijās pagaidām ir plašāka ekspertīze pilsoņu iesaistē. Mums šī šobrīd ir prioritāte. Mums tiešām ir jāstrādā vairāk ar pilsoņiem. Pilsoņi turklāt, eh, te, nu, te mēs nerunājam tikai par ES pilsoņiem. Mums jāzina, ka jāpārliecinās, ka pilnīgi visi pilsoņi un viņu atšķirīgās vēlmes tiek ņemts vērās, nevis tikai kaut kādas globālas pilsoņu asociācijas, bet kas ir vajadzīgs tieši konkrētajā valstī. Un tāpēc mums ir svarīgi rīkoties lokālā veidā, un piedāvāt attiecīgi arī atgriezenisko saisti par to, kas pilsoņiem šajā valstī ir vajadzīgs, kas pilsoņiem šajā reģionā ir vajadzīgs, jo šīs vēlmes pilnīgi noteikti var būt atšķirīgas. Nu, piemēram, Francija, nu, es minēju pirms brīža vienu piemēru, tie, kas dzīvo Nicā, piemēram, nu, viņiem ir pavisam citas prioritātes nekā tiem, kas, piemēram, dzīvo kaut kur mm, Francijas mm, lauksēmniecības apgabalos vai tam līdzīgi. Uh, Un tāpēc jāsaka, ka šis dokuments vēl nav pilnībā pabeigts, eh, kamēr nebūsim saņēmuši šādu informāciju. Otra lieta. Viens otrs no jums varbūt nedzirdējāt tos vārdus, ko gribējāt dzirdēt, respektīvi par to, ka fokusēsimies arī um, nu, uz bērnu vēzi, respektīvi incidentiem bērnu gadījumā. Kad mēs runājam, ka mums ir vajadzīgas papildu zināšanas, protams, ka tas attiecas arī uz šāda veida vēža tipiem. Un ir tādas jomas, kur, piemēram, progress nav gūts, nu, piemēram, pediatriskais vēzis, nu, respektīvi, bērnu vēzis. Mums ir šeit vajadzīga plašāka informācija. Par šo vēžu tipu runājot, var teikt arī lūko, ka pakts par dzīves kvalitāti arī šai gadījumā ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir svarīgs tiem, bērniem, kas eh, tiek galā ar vēzi, kas pārdzīvo vēzi, bet viņiem sastopas ar tālākām problēmām, viņi sastopas ar vēl nezināmām eh, ārstēšanas izraicītām blaknēm. Un šai gadījumā ir ārkārtīgi vajadzīgs palīdzēt šiem bērniem, lai iemācītu viņiem pēc tam dzīvot neatkarīgu dzīvi kā reāliem pilsoņiem un nevis kā mm, vēža pacientiem. Nu, tad varbūt vēl arī jautājums par to, uh, Ko mēs domājam par šo Obamas e, pasākumu, šo moonshot? Gribētu uzsvērt, ka mēs patiešām uzskatām, ka uz misiju orientēta plānošana, kur, kas arī definēta šais ziņojums, piedāvā citu veidu, kā pastiept roku, nu tas ir kaut kas bezprecedenta. Ir iespēja beidzot īstenot mērķiecīgas rīcības, uh, vērsties pie vecākiem, pie pilsoņiem un saskaņā ar katras dalībvalsts prioritātēm. Es tiešām ceru, es joprojām esmu vēl optimisma pilna, ka mums izdosies atbilstīgi šo misiju tomēr īstenot, panākot to, ka pilsēņiem ir zināšanas par pētniecību, par jaunākajiem sasniegumiem un to, ko darām. Paldies! Forest kungs lūdzu. Paldies! Paldies visiem parlamenta deputātiem par jautājumiem. Nu, Nu, jāsaka, tas tiešām bija arī saistīts ar mūsu nākotnes darbu, varbūt sākšu ar pilsoņu iesaistīšanu. Ļoti precīzs piemērs tika minēts, to pieminēja Daudingas kundze. Nu, par šiem mazāk automašīnas nozīmē mazāk piesārņojumu un tā tālāk. Mēs apspriedām faktu, ka transporta jautājums varētu būt ļoti specifiska šīs misijas tēma. Tāpat laikā jāizvēlas holistiska pieeja, jo transportēšanas jautājums nevar tikt atrisināts, bet, ja mēs tomēr laikā nedizainējam atšķirīgi šo pilsētu, pilsētu vidi. Pilsēt Nesen pavisam, piemēram, bija pētījums, kur bija teikts, ka vēlamies pilnībā izmantot tikai automatizētas elektriskās automašīnas, tad vajadzētu, piemēram, vispār aizliegt individualizētu privāto mašīnu izmantošanu jo pašreizējā infrastruktūra to neatbalsta. Es nesaku ka tagad, ka tas būs šīs misijas priekšlikums, bet jebkurā gadījumā tas viss nav viennozīmīgi. Katrai pilsētai ir jābūt šajā procesā iesaistītai un jāpārliecinās, ka arī pilsoņi paši vēlas iet šo pāreju, iziet šo pāreju, uzlabot labāku visu šo komunikāciju sistēmu. Mums tāpēc ir jāapmeklē pilsētas, jāsazinās ar pilsoņiem un jāmeklē jā, dažādi jauni procent, procesi jāveik, jāmeklē jauni veidi, kā pilsētas attīstīt, jāstrādā kopā ar arhitektiem, izstrādātājiem, konkurēts, ko, konstants dialogs ar pilsoņiem, arī ar invalīdiem, protams. Nu, šim projektam jābūt iekļaujošam. Otrs minētais aspekts bija šie kiks fondi un visa tā informācija, kas ir pieejama Nu, jāsaka, mums ir ļoti sarežģīti visu šo, šos datus apkopot, lai konstatētu, kas ir ticis darīts, kas šai gadījumā ir aktuāls, kas mazāk visi šie flagmaņu projekti un tā tālāk. Un tad tālāk nākamā problēma ir piedāvāt šo informāciju kā resursu, kas pieejams būtu pilsoņiem, apkopot to. Par finanšu līdzakļiem runājot, es neesmu komisijas pārstāvis, protams, bet varu tikai teikt, ka apvārsnes Eiropa fi finansējums būs paredzēts novatorismu pētniecības sadaļai, lai astrādi, izstrādātu jaunas vidē draudzīgas tehnoloģijas, bet nu tā Mm, vispārīgi runājot, lielos vilcienos, ja man būtu jāizvērtē finanšu vajadzības Eiropai, kā mm, ogļu neitrālai valstī, es domāju, aptuveni 600 miljārdi eiro būs vajadzīgi. Te runāju par dažādu retrospektīvā veiktu māju, novatoris, mm, renovēšanu, sabiedrisko transportu, parasto transportu. Nu, protams, ka tas viss maksās un tam visam jānāk no kaut kurienes vēl arī citurienes, ne tikai no apvāršņa programmas līdzekļu līdzekļiem, tāpēc es, nu, jums kā parlamentam šie budžeta lēmumi, protams, būs jāizdara un, un katrai pusē jādod savus ieguldījumus. Bet sma, e, viedām pils, viedo pilsētu misijas gadījumā mūsu uzdevums ir klienti, kas vairāk nekā tikai viedas pilsētas. Pats par sevi viedās pilsētas nozīmē valsts pakalpojumu digitalizāciju, bet klimat neitrāla pilsēta, tas nozīmē iesaistīšanos no visām pusēm, no pilsoņiem, no valsts iestādēm. Tas ir krietni sarežģītāks jautājums. Par finanšu līdzekļiem runājot noslēgumā varu jums paust personīgo viedokli, ņemot vērā savu pieredzi. Problēma jau parasti nav finansē, finan, finansējuma atrašanā. Parasti problēma ir ar labu projektu atve, atrašanu, kas efektīvi izmanto šos līdzekļus. Es jau nesaku, ka tāpēc nav vajadzīgs Eiropas Savienības iestādes, bet lai nu, tās būs pilnīgi noteikti vajadzīgas, lai mobilizētu privātos līdzekļus. Bet, nu, katrā ziņā pirmām kārtām jāpārliecina visas interesētās puses, ka šis projekts ir labs un ka tas ir pelnījis šo finansējumu. Paldies! No pirmās diskusija daļas par misijām mēs pāriesim tālāk pie partnerībām. Ir divi kopuzņēmumi, tad ir arī valsts valsts privāti, eh, privāt, eh, partnerība un tad val, um, ehm, privāta partnerība. Pirmām kārtām došu vārdu Akselam Krainam, viņš ir izpildu direktors no Inside 2 kopējā uzņēmuma, kopuzņēmuma, un viņi darbojas aeronautikas jomā. Vispirmām kārtām astoņas minūtes jums, Kraina kungs, lūdzu. Ladies and gentlemen, uh, this... Labrīt, dāmas un kungi, godātie parlamenta deputāti, priekšādātā paldies arī jums par šiem lepnējiem ievadvārdiem un paldies par uzaicinājumu. Uh, prezentāciju vēlētos sākt atgādinot, kas jau ir panāks pēdējo desmit gadu laikā. Tad nu, jūs redzat šo unikālo ekosistēmu, kas ir izveidota. Nu, raugāmies uz pētniecības iestādēm, universitātēm, MVU, nozari. Tiek veidot šāda kopēja ekosistēma visus iesaistot. Tas ir ļoti efektīvi un arī dod rezultātus. Domāju, ka tas ir kaut kas, ar ko varam lepoties. Bet ar to nepietiek, un to mēs labi redzam šajā nākamajā lapusē, respektīvi vides mērķu vārdā ir jādara kas vairāk. CO2 samazināšana, slāpekļa piesārņojums, jeb noks, piesārņojums, trokšņa piesārņojums. Nu, pēdējie ietekmes eh, novērtējumi liecina, ka šos mērķus mēs izpildīsim gan, bet jāsaka, ar šiem mērķiem nepietiek viss, lai, piemēram, nodrošinātu atbilstību Parīzes vienošanās um, mērķiem un tiem mērķiem, ko tagad ambicios formulējusi Eiropas komisija. Tātad mēs ejam uz priekšu, bet nepietiekam ātri. Tātad kas jādara? Paraugoties uz siltumnīca efektu gāzēm. Uh, Eh, redzat šīs trajektorijas, komisija piedāvā šos datus, jūs redzat šo te lejupslīdi, jā, samazinājums mm, Un redzam, savukārt, cik strauji šim visam jāiet uz leju, ja vēlamies līdz 50. gadam panākt atbilstīgo mērķi. Šis kritums ir krietni lielāks, tas ir milzīgs izaicinājums līdz ar to, un tas īpaši svarīgi aviācijas sektoram, kas, protams, ir daļa no transporta sektora, jo no vienas puses eh, mums ir jāpilda dažādi drošības un drošuma eh, noteikumi, no otras puses jāsako līdz šīm prasībām. Varu tikai teikt, ka mēs cieši sadarbojamies un esam vienisprāt mm, nu, pārstāvam šeit gan politikas aprindu pārstāvis, gan arī, piemēram, rūpniecības pārstāvis. Nu, un domāju, ka kopīgiem spēkiem ar pētniecību un tā tālāk šis mērķis tomēr būtu sasniedzams. Kas darīs pēdējos mēnešos? Privātās interesētās puses, un te jūs redzat viņus visus sanumurētus, ar ko mēs kopīgi strādājam pie šiem jautājumiem, esam izstrādājuši kopēju vīziju un saistību apjomu sa saistību formulējumā tiek teikts, ka mēs no privātā sektora arī dzen grasamies nodrošināt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam, ja apvienosim spēkus kopā ar Eiropas Savienību, ar visām apvienībām un citām interesētajām pusēm. Un te jūs redzat, kādas ir visas šīs interesētās puses. Te ir universitātes, te ir pētniecības e, organizācijas, te ir arī, protams, nozars pārstāvi, te ir arī EASA, kā jūs redzat, kā regulējošā struktūra, jo domājam, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī šo certifikātu komunicēšanas struktūru iesaistīt, eh, nu, iesaistīt pasākumā no paša sākuma. Tātad atbilde ir jā, tas ir iespējams, mēs varam panākt klimata neutralitāti pat aviācijā līdz 2050. gadam, bet tam būs vajadzīgi mm, saskaņoti centieni un visu pušu iesaistīšanās. Runājot par tehnoloģijām. Ko tad dažādas puses šobrīd izstrādā? kā koncepciju, raugoties uz šiem produktu klasteriem. Te jūs redzat, kā tas tiek sadalīts pirmām kārtām e, pasažieru, īso reisu pasažieru, tad ir reģionālie īsie, reģionālie, tad ir īsie lidojumi un tad e, tā, tālie pārlidojumi. Un nu, savukārt krāsainā, krāsainās, krāsainie rāmīši liecina par tehnoloģiju virzībām, jeb jomām, kur varētu notikt attīstība. Nu, šeit tiek runāts lūk par elektrisku dzinēju, par hibrīdu elektrisku dzinēju, par gāzes turbīnām, un līdz pat tiek runāts par ilgspējīgā degvielu izmantošanu. Un kopējiem spēkiem, es domāju, būtu iespējams panākt līdz aptuveni 50% mērķu sasniegšanas šādā veidā. Uh, Te jūs redzat arī operatīvos uzlabojumus, ko tas varētu piedī, piedāvāt. Um, bet, protams, ka šai gadījumā visiem šiem centieniem jābūt ļoti saskaņotiem. Papildus paralēli jāstrādā pie pilnīgi visiem klasteriem, tā kā tie tiek apminēti šeit. Nu, tad pāris problēma jautājumu ar īstenošanu šai gadījumā. Nu, pirmām kārtām. Uh, sasaiste ar zinātniski bāzētu pētniecību, kolaboratīvo pētniecības programmu apārsnes 2020 um, bija ar sākotnēju atbildi, um, atbildību par to, Nu, un tagad tas, protams, viss bija zem Clean Sky divi programmas, um, tātad šai paspārnē, tur bija dažādas stratēģijas, prioritātes un tā tālāk, un visi šie atšķirīgie projekti, jāsaka, ne, neapvienojas vienā kopējā virzienā. Nu, ir vajadzīga tagad tāda visaptvaroša kopēja programma, kur būtu gan šis upstream sadaļa, kur būtu iespēja ģenerēt idejas, nodot tālāk, jo mērķis ir tik milzīgs, ka visas idejas ir jāņem vērā, un tās ir turklāt jāģenerē ļoti strauji, bet vienlaikus pēc tam šīm idejām ir jātop Mm, integrētām eh, visā šai eh, demonstrēšanas procesā lai varētu nonākt pie gala produkta. Un visu šo jomu eh, sa sada, sab, savienošana būs tā, kas radīs sinerģijas, kas nepieciešams mērķu sasniegšanai. Otrs izaicinājums - sinerģijas ar citām programmām. Un te jūs redzat kreisajā pusē veselu lērumu apārtnes Eiropa programmu Dažādos reģionos dažādas programmas, kā jūs redzat, ir iespēja izmantot struktūra fondus. Tiešais attiecīgi reģionos arī tiek pārvadīta tā, ka mēs reģionos atbalstam, piedāvām tehnisku atbalstu, tehnisku palīdzību, prioritizējam um, šīs domas, darbojoties uz vietas, mums ir izdevies panākt 50 miljonu sinerģiju ar struktūra fondiem un Clean Sky līdzekļiem, jeb tīro debesu līdzekļiem. Uh, Labajā pusē jūs redzat šos būtiskos uzlabojumus, tas gan ir tāds cits, citā plāksnē atspogļos. Mēs to saucam par novatorismu arhitektūru. Tehniskā integrācija starp šiem dažādajām programmām Eiropas līmenī, un to jūs redzat kā tādus zilus burbulīšus, de, mm, un savukārt citā, tad ir atkal šie pārējie projekti. Nu, tātad ne tikai tiek izmantot līdz ar to šie mm, Eiropas līdzekļi, bet arī nacionālajie līdzekļi, protams, jo visiem jādod savus ieguldījumus, lai rastu arī to savstarpējo papildināmību. Un visbeidzot, kas nav mazsvarīgi, šīs ambīcijas un ceļš uz klimata neutralitāti, protams, prasa milzīgus centienus. Un tas viss arī maksā. Un te jūs redzat, ka pētniecībai un novatorismam vien pirmajā sadaļā uh, turpmākos nu, desmit gadus būs vajadzīgi e, līdz 28,9 gadam, tiek lēsts, būs vajadzīgi apmēram 12 miljārdi eiro. Un šie 12 miljardi attiecīgi tad varētu tālāk palaist šo uh, produktu attīstību. Uh, Un šīs, šīs izmaksas jāuzņemas pēc tam tālāk um, produktu izstrādes procesā privātiem uzņēmumiem. Un tad beigās, piemēram, tad, kad šie produkti jau tiek palaikti rīcībā aviolīnijās, tad būs vajadzīgi aptuveni vēl 5000 miljardi eiro. Uh, Nu, jāsaka, tā ir puse no pasaules tirgus, jo mēs šobrīd pieņemam, ka puse pasaules tirgu, fakt, tirgus faktiski mm, saņem atbalstu un to uztur faktiski Eiropas aviācijas nozare. Nu, redzat, 12 miljardi sākotnēji palaidīs tālāk šo pārējo līdzekļu mobilizēšanu. Kur, no kurienes lai nāktu šie 12 miljardi? Nu, protams, ir šī tī, mm, vidē traudzīgās aviācijas partnerība, kas piedāvātu pusi no šiem līdzekļiem, tad, tad sešus, un tad otra daļa varētu nākt no sinerģijām, kas tiek radīta kopā ar visām citām citām programmām Eiropas ietvaros, dalību valstu līmenī, bet no nu arī struktūra fonda. Nu, tātad divreiz seši miljardi, nu, noved pie 12. Bet, nu, jāšak, jāsaka, šie seši Eiropas Savienības līmenī e, pa, aviācijas partnerības kontekstā ir ļoti svarīgi, lai viņi pēc tam tālāk radītu šīs pri, privātās investīcijas noslēgumā. Eiropas zaļais kurs faktiski noliek, uzliek mums šī, šos mērķus uz, un rada problēmu jautājumus. Tagad mums fokusēti tas jārisina. Mēs kā privātā puse uzskatām, ka zaļā kursa mērķus ir iespējams uh, sasniegt. Uh, bet būs eh, faktiski piedzīvama arī revolūcija tehnoloģiskajā attīstībā. Un šāda veida privātās partnerības, jāsaka, arī iet, um, valsts un privātās partnerības ir tas veids, kā šos mērķus sasniegt, lai radītu reālu ietekmi. Un nākamie soļi ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jānodrošina efektīva likumdošana, jānodrošina atbilstīga finansējumu schēma, tā lai šīs enerģijas varētu tikt radītas. Uh, Un lai attiecīgi tad privātā pusē, privātais sektors arī varētu palīdzēt sasniegt globālos standartus. Paldies! Paldies par uzmanību! Atgriezīsimies vēl pie jūsu teiktā, tad, kad, protams, būs jautājumi jums. Tā, došu vārdu nākamajam runātājam, izpildu direktors Sales un Handrigen kopuzņēmums. Lūdzu! Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji, godātie dāmas kungi deputāti, paldies par ielūgumu. Un paldies, ka varēsim paskaidrot jums, kas mūsuprāt būs nepieciešams uh, uh apārsnes Eiropa tīra um, ūdeņradim. Šī nav komisijas nostāja, tā ir pētnieku un zinātnieku nostāja. Tad, kur ir šī degvielas un ūdeņra tehnoloģijas, uh, kur atrodams enerģētikas klimata politikā, tas, protams, ir zaļais kurs, un mēs lielā mērā atbalstām zaļo kursu, zinām, ka tas ir vajadzīgs. Uh, Es arī uzskatu, ka mums ir arī nepieciešami, mēs esam nepieciešami viens otram. Mūsu dēvums zaļajā kursā, protams, būs CO2 samazinājums, 50-55% samazinājums ir milzīgs, un ūdeņradim jāspēlē ļoti svarīga loma, lai sasniegtu šos mērķus. Varam arī, protams, samazināt uh, slāpekļa oksīdu un citus. Es gribu teikt arī, ka šis bija ļoti svarīgi, lai izveidot ekosistēmu jaunām tehnoloģijām, kā šis degvielšuns un uh, ūdeņradis. Un tad, uh, jā, mums ir jākomercializē šīs idejas. Uh, kop uh, uzņēmumu ideja jāsadā kopā, jārunā ar MVU universitātēm, lielām kompānijām. Uh, jāizveido ceļa kārti, kur nosakām mērķis kopā. Kopu uzņēmums nozīmē arī kopīgu uzticību un privātās investīcijas. Uh, Eh, ja mums ir nu, noslēgts šis budžets, tad MVU, jā, vēlas investēt vairāk, viņi zina, ka šeit ir nākotne. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, īpaši eh, mūsu jomā. 40% no visiem mūsu locekļiem ir MVU pārstāvi. 30% no budžeta arī aiziet maziem vidēm uzņēmumiem. Līdz ar to esam lielisks MVU instruments, palīdzam viņiem tad jā, mēs arī ātri pilsoņiem sniegsim rezultātus, piedāvāsim produktus, ko viņi var izmantot un gūt labumu no tiem. Tad es arī gribu teikt, arī, ka mēs radām darbus, uh, darba vietas, uh, kompānijas investē, kompānijas rada darba vietas, darām to efektīvā, iedarbīgā veidā, ka ir 27 dalībnieki, tikai daļu atalgojumu maksā komisija, pārējo atalgojumu maksā privātie dalībnieki. Daži skaitļi trīs partneri - industrija, pētniecības grupa, strādājām pie enerģētikas transporta. Tagad ir 263 projekti, kas, kam paredzēti 985 miljoni eiro. Arī privātie dalībnieki atvēlējuši vairāk kā miljārdu eiro. Tāpēc šis uh, koncepts ir ļoti labs. Līdz 30. līdz 50. gads ūdeņradas vīzija, ūdeņradas spēlēs ļoti svarīgu lomu enerģētikas pieprasījumā. 50. gadā palielinājums būs 20, par 24%, varam samazināt CO2 par 560 uh, uh, miljonus tonnām varam radīt 5,4 miljonus darba vietas. Protams, ka darba vietas neradīsies automātiski, mums ir jāinvestē kopā pētniecībā, uh, Tas ir svarīgi. Un te tīrajā ūdeņraža partnerībā ir trīs pīlāri. Vispirms ūdeņraža ražošana, par to ir jāpēta, um, elektrolīze, tad um, arī citi aspekti jārunā par gigavata jau apmēriem. Tas ir ražošanas pētniecības jomā tālāk uh, ūdeņraža. Uh, piegāda izplatīšana, kā mēs viņu uzglabāsim, kā mēs to arī varam uh, kā varam izmantot gā, gāzes vādus un daudz dažādas lietas, par kur jāveic pētījumi. Arī jo, kā pārvedāsim, piemēram, ar smagiem automašīnām ūdeņradi Un tad ir jābūt arī ūdeņraža uzpildes stacijā. Pašlaik tas ir domāts tikai autotransportam, bet arī vilcieni, smagās automašīnas būs jāuzpild ar ūdeņradi, tur ir jābūt šīm stacijām. Tad arī mēs strādāsim ar smagiem auto, smago autotransportu, kuģiem, vilcieniem, strādājam arī pie apkūres, elektrības ražošanas. Nu, lūk, ir jābūt svarīgiem drošības standartiem, pie tā strādāsim un jātīsta tagad arī mūsu ražošanas piegādes ķēde, lai. Yeah Uh, visur būtu šī infrastruktūra, lai Eiropā būtu darba vietas. Tad ko piedāvājam? 2,6 eh, miljārdu eiro programma tīram ūdeņrada partnerībai. Tātad 52 miljārdi eiro tiks investēt līdz 30. gadam. Strādāsim kopā ar Eiropas komisiju 8,7 miljārdu eiro investīcijas. Eh, būs jaunajā finanšu periodā pētniecībā mm, nepieciešami 3. 2,6 miljārdu eiro partnerība, viens eiro pret viens eiro. Tātad atkal šis koncepts. Tālāk arī kopu uzņēmumā sagaidām dalību valstu reģionu iesaisti. Strādājam tagad ar 92 reģioniem visā Eiropā. Un um, arī jo, mēs jau tagad strādājam uh, ar uh, dažādām iesaistītām pusēm un sagaidām arī šo devumu. Tad arī mēs te uh, redzam, gribam divkāršot budžetu, runājām par uh, smagiem transporta līdzekļiem, mēs gribam vairāk infrastruktūras centrāla austrum Eiropā, runājam par lielu industriju. Kad mēs runājām par ūdeņradi, autotransportā vai kuģos, tur uh, ir milzīgas uh, investīciju atšķirības. Runājot par globālo perspektīvu, redzam, ka Ķīna investē piemēram 4 uh, eiro cilvēku, un uh, ja mēs divkāršosim, tad, tad būs um, 5 nu, eiro cilvēku Eiropas Savienībā. Tas ir tas, ko iemaksā šodien jau dalība valsts. Tā tad ir. Uh, ir ļoti liels priekšrocības, eh, ļoti labi, ka Eiropas Savienība ir uzsākusi ļoti laicīgi darbu pie šīs tehnoloģijas, ir ļoti svarīgi saglabāt līderību šai tehnoloģijā. Gribām mēs arī radīt izaugsmi un darba vietas šeit Eiropā. Mēs nestrādājam vieni, mēs strādājam, protams, ar citiem sektoriem, ar eh, akumulatoriem, dzelzceļu nozari, aviāciju un tam līdzīgi strādājam kopā, runājam. Uh, mēģinām redzēt, kā varam papildināt savu darbu, lai tiek tiešām uh, neviens, uh, neviena pūle netikt ignorēta. Tad nu, mums te būtu ļoti svarīga koordinācija, jo, nu, kas attiec šo kurināmo e- elementiem, CEF ir tikai 9 projekti, ir daži struktūra projekti. Bet nu, ūdeņradis tagad ir eh, ļoti aktuāls, mums būs nepieciešams vairāk ūdeņraļa, būs vairāk projekta. Tam te kādam tas viss ir jākoordinē. Es domāju, ka mūsu kopuzņēmam ir jābūt viens pieturs aģentūrai. Varbūt, eh, jā, mēs varam palīdzēt arī citām programmām ar izvērtējumiem, ar sniedz, noslēdzot tā saucamos uh, sadarbības uh, nolīgumus. Kopuzņēmam ir jābūt arī. Uh, Uh, ūdeņraža zināšanas centram, lai mēs varētu arī sniegt savu zināšanas ekspertīzi padomēji parlamentam. Un tad uh, pēdējais atāst uh, mums būs ļoti svarīgi tiesības izmantot dažādas finansējuma līkmes, un tā būtu mūsu specifika, kas mums būtu nepieciešama. Visbeidzot, strādāsim ar sinerģijām, metodēm, instrumentiem, um, koordinētu konkursus, atlasītu projektus. Uh, un uh, paredzēt grantus. Paldies! Paldies! Tātad uh, partnerības starp komisiju dalību valstīm. Klaus Nīderlanders lūdzu Ambient and Assisted Living partnerība. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies par man doto iespēju šodien runāt. Uh, par šo AL programmu, aktīvo un um, atbalstu programmu dzīves laikā. AL programma ir uh, um, valsts partnerība, 25 dalībnieki no Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī no Kanādas un Taivānas ir eksperti. Mēs runājam par pētniecības ministrijām, inovācijas, veselības aprūpas ministrijas, ir reģionālās iestādes, lai mēs gribam norādīt šo uh, pārnozares raksturu, uh, raksturu, jo te ir runa par demogrāfisku izaicinājumu. Partnerības mērķis. Uh, Kā arī Eiropa var uzlabot uh, vecā gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti? Mēs redzam pētījumus par demografiskajām izmaiņām Eiropas Savienībā. Tas būs lielas, īpaši nākamo 10-20 gadu laikā. OECD ziņojumi arī uh, par to uh, runā, un arī citi ziņojumi. Uh, norāda uz to, ka ir jārīkojas. Un, protams, kā arī tas padara mūsu veselības aprūpas ilgtspējīgākas, uh, mazinot uh, spiedienu sistēmām. Un tas uh, rodas no aizvien novecojošākas sabiedrības. Tā ir ekonomiski iespēja izveidot uh, Eiropas high-tech sektoru, kur tiek izmantotas dažādas digitalizācijas iespējas, informācijas tehnoloģija iespējas. Uh, lai šo attīstītu. Mums ir desmit gadu pieredze sadarbībā arī ar uh, valsts finansējumu, ar mūsu iesaistītajām pusēm, gala uh, patērētāju asociācijas, uh, vecā gadagājuma cilvēku aprūpas nāmas slimnīcas. Mm, Mēs gribam tirgu vairāk ieviest šāda veida inovācijas, kā mēs vecā varam nodrošināt, lai vecāki gadgājumi cilvēki ilgāk paliktu mājās, lai viņi būtu sociāli arī aktīvi un uh, savienot ar sabiedrību, kā varam viņu atbalstīt dzīvē. Ir pētniecība, inovācija, protams, bet tas, uh, tam ir nepieciešams ilgs laiks No 8. līdz 13. gadam ir bijuši vairāk simt projektu, 20 no šiem projektiem sniedz konkrēts risinājums, kas jau ir tirgū. Un um, jāņem vērā arī, ka šis ir vēl tikai jauns tirgus, kas tikai sācies attīstīties. Uh, Tālāk eh, runājot par to, ka ir jābūt tuviem pilsoņiem, gribam izveidot veselīgu veselības aprūpas ekosistēmu, intervences līmenis, tas, var, tas nav nacionāli, tam ir jānotiek lokāli, reģionāli ar mūsu darba projektos, eh, kur mēs sadarbojamies ar dažādām valstīm, bet mēģinam iesaistīties arī ik gadu iesaistīt visus spēlētājs, eh, stiprinām visu šo kopienu iestādes, kas var strādāt uz vietas. Un visbeidzot, nevajadzētu arī aizmirst arī šo tīkla kapitālu, izveidojam institūciju kapitālu, lai valstis varētu strādāt kopā ar finanšu aģentūrām, bet tas nav vienkārši darbs, tur ir ļoti daudz jāmācās arī, kā mēs izmantosim valsts naudu, ja ir dažādi ierobežojumi, un katrā valstī ir arī savi uh, savas metodas, tas ļoti decentralizēti. Valsts naudas aģentūra strādā kopā asociācijā, kur ir, vis, kur ir asambleja, izpildu valde, un tas nav kaut kas tāds uh, pierasts. Uh, arī valsts naudas izmantošanā. Tas ir vairāk saistīts ar privāto pieeju. Nu, novecošana skar mūs visus. Tas nav par vecgadgājumu cilvēkiem, tas ir par katru pilsoni. Uh, Tālāk mēs esam arī uh, uh, sadarbojamies ar uh, dažādām partnerībām, lai racionalizētu šo darbu. Vēl ir 18 iniciatīvas. lai mēs varētu palielināt geogrāfisko un arī finansiālo sēgumu, lai izmantotu arī šo pier, šīs pieredzes, šīs dažādo iniciatīvu ekspertīzi, arī, protams, izmantojam pārvaldību infrastruktūru, kas jau ir izveidot, lai nav nekas no jauna jāizgudro. Šīs iniciatīvas īstenojam kopā ar dalību valstīm un komisiju, veidojam jaunu partnerību Um, strādājam tieši pie šīs veselības daļas, jo, kad runājam par novecošanos, tas ir par veselību, par kvalitatīvu dzīvi, prevenciju. Tāpēc ir jāstrādā gan uh, pētniecības, attīstības un piemērošanas jomās, lai arī labāk izstrādātu politikas reģionālos, nacionālos līmenī, tad arī ir jābūt tehnoloģijām Nav tikai runa par tehnoloģijām, mums ir nepieciešami jauni biznesa modeļi arī šajā jomā, arī jauns veids, kā organizēties, lai mēs būtu sekmīgi. Reģionālajās līmenis ir tieši tas, kur var īstenot, piemērot jaunās tehnoloģijas un pētniecības rezultātus. Vairāk koncentrējamies jā uz veselības daļu Tā nav tad institucionalizēta partnerība, bet līdzfinansēta partnerība. Noslēgumā eh, runā, esam vēl tikai strateģiskās plānošanas procesā, sagaidām arī parlamenta devumu šajā procesā. Un te es gribētu salīdzināt šīs demografiskās izmaiņas ar klimata izmaiņām, runājam par zaļo uh, kursu, jārunā arī par paaudzes kursu. Ir, lietas ir ļoti līdzīgas. Mēs runājam par Eiropas pilsoņiem. Ir jābūt izglītībai, lai mēs izmantotu aprūpas veselības uh, sistēmas mazāk, bet efektīvāk. Jābūt jaunai tehnoloģijai, lai varētu uh, veikt arī prevenciju, nepieciešama aprūpa, mazināt spiedienu. Un jā, tas nozīmē arī jaunu infrastruktūru veidošanu. Uh, lai tas uh, atrastos tuvāk pilsoņiem. Paldies par jūsu uzmanību. Nīderlandera. Lielas paldies, uh, Nīderlandera kungs, par uh, jūsu uzstāšanos. Uh, paldies, ka paskaidrojāt, kā šīs partnerības darbojas. Daudz veiksmes jums darbā. Un tagad mēs uzklausīsim, kā darbojas publiskās privātās partnerības. Un, uh, Tā būs Ortuņas kundze, kas ir spīrē vadītāja. Viņa e, vada tātad partnerību e, par energoefektivitātes jautājumiem. Lielas paldies priekšēdētāji, lielas paldies, ka uzaicinājāt vispār e, uzstāties šeit jūsu priekšā. Tātad mēs esam publiska privāta partnerība, mēs darbojamies sabiedrības labā, lai nodrošinātu uh, pieju no augšas uz leju, sistēmisku pieju. Mēs pārstāvam astoņus uh, sektorus, un tas nozīmē, ka mēs aptveram vairāk nekā 25 miljonus tiešo un netiešu darba vietu un 1,8 triljoni uh, apgrozījums gadā. Šī uh, pārsektoru pārnozaru pieeja ļāja mums nodrošināt tādu sadarbību, kāda agrāk Eiropā nekad nav bijusi. Līdz ar to mēs varam nodrošināt tādas uzticēšanās pilnas attiecības starp mūsu nozarēm. Mums ir 150 uh, biedri, kas ietver gan rūpniecību, gan NVU, gan pētniecības centrus, reģionus un citas uh, NVO un mm, te locekļus. Mēs atrodamies pašlaik 20 valstīs un 95% no mūsu investīcijām paliek Eiropā. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi apvāršņu programmu ietveros. Mēs esam daļa no šīs vērtības līknes, tātad augšā mums ir partnerības tādas kā um, izējumateriāli, vai arī zem mums ir citas partnerības, piemēram, ēkas, celtniecība un arī daudzas citas partnerības. Mums šķiet, ka mēs atrodamies tādā ļoti unikālā vietā šajās partnerībās, tāpēc, ka, ja runa par CO2 izmešiem, tad mums būs uzreiz tāds uh, Mm, daudzkāršošanas efekts pilnīgi visā vērtību ķēdē. Tātad mēs varēsim to visu uzlabot, mēs varēsim piekļūt pie pilsētu centriem, un tāpat arī mēs varēsim atgriezties atpakaļ, mēs varēsim uh, aptvērt visas līdz šim neaptvērtās vietas un varēsim tādā veidā nodrošināt uh, Fondera Lajenes vīzijas izpildi vai vismaz mēs varēsim dot savu ieguldījumu šīs misijas izpildē. Mēs esam jauna partnerība, sākām darboties tikai 2014. gadā, bet mēs jau tagad parādām, ka mēs varam dot labus rezultātus un mēs sniedzam patiešām ļoti augstu pievienoto vērtību es sabiedrībai. Mums jau ir 89 projekti un un tie nodrošina 8,5 svirošanas faktorus. Tātad te ir runa par 4,5 miljardiem eiro investīciju. Mums ir izveidotas ļoti daudzas jaunas sistēmas un tehnoloģijas, 86 no tām ir patiešām uh, lielas inovācijas. Tātad mūsu mērķis ir 40 jaunas sistēmas. Šie projekti ļauj mums izveidot jaunas stratēģijas. Uh, un lielākā daļa ir tādas, kā ir, ir, ir vides projekti. Mēs strādājam pie tā, kā samazināt atkarību no fosilajām degvielām, veicinām atjaunīgo enerģiju, samazinām atkritumus. Mēs noteikti varēsim vēl uzlabot rādītājus attiecībā uz CO2 izmešu samazināšanu. Tas norāda, ka mums ir patiešām vajadzīgs papildu atbalsts, lai mēs varētu reāli pildīt zaļā kursa mērķus. Uh, MVU darbojās virs uh, vidējiem rādītājiem 28 valstīs. Mums ir vairāk jaunu darbinieku nekā pārējās MVU, kopš tās sāka darboties spēri ietveros. Tātad viņiem ir 40% izaugsme apgrozinājumā, un tas ir uh, dubults rādītājs, um, ja mēs to salīdzinām ar vidējo rādītāju Eiropā. Mēs strādājam arī pie mūsu vīzijas un ceļu kartes. Uh, Mēs ļoti labi apzināmies, ka mērķi attiecībā uz klimata neutralitāti un apriti ir ļoti augsti, un tiem ir arī mm, tendences pieaugt. Tāpat arī mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgas pareizās tehnoloģijas. Tieši tā ir Spire misija, un Spire apņēmības pilna to arī darīt. Mēs eh, vēlamies nodrošināt integrētu digitālu Eh, procesu industriju, kas ļautu pildīt eh, zaļā kursa mērķus. Tātad trīs liela mērķi. Pirmais eh, - apturēt klimata tehnoloģisko plaisu, lai sasniegtu mērķus līdz 2050. gadam. Tāpat otrais ir palielināt aprites resursus, lai nodrošinātu to, ka atkritumi nenonāk izgāstuvēs. Uh, un tāpat arī globālā konkurētspēja. Mums ir tīrākā industrija pasaulē, bet ja tā nebūs konkurētspējīga, tad nebūs darba vieta, un šī industrija pazudīs. Tāda lūk ir mūsu mērķi. Un eh, tāpēc esam izveidojuši četrus eh, transformāciju um, projektus un tāpat arī 16 eh, novatoriskuma telpas. Neiedziļināšos šajos jautājumos, jo laika vairs nav daudz. Bet, ja ir runa par aprites mezgliem, tad Mums radās šī ideja, tāpēc, ka tā ir ļoti saistīta ar reģioniem. Tad, kad mēs nācām klajā ar savu vīziju, tie bija tieši šie reģioni, kas ar mums kontaktējās, un es uzskatu, ka e, šie kontakti ir bijuši ļoti noderīgi. Tātad te ir runa par klimatneitrālām pilsētām, kas e, e, arī ir viens no sadarbības mērķiem. Mēs tātad liekam uzsvaru uz reģioniem, kas aptver visus spēlētājus un kas uh, veido uh, plānus, uh, kas sasaistītu uzņēmumus ar teritorijām. Tātad mums vajadzētu identificēt uh, sabiedrības kontrējā reģionā, un mēs varētu arī nodrošināt risinājumus ar pētniecību un novatoriskumu, vai arī ar kādiem citiem veidiem. Spājer, protams, var sniegt savu atbalstu. Tiek nodrošinātas mm, kopienas, kur var apmainīties ar pieredzi un tāpat arī var nodrošināt sadarbību ar citām misijām. Mēs arī um, gatavojam tā saucamo um, akmentiņu maisiņā principu. Tas nozīmē, ka mēs nevaram uh, panākt uh, neko jaunu, ja mēs nesadarbojamies ar pārējiem. Tātad mums ir patiešām vajadzīga ietekme. Mūsu ceļa kartē mēs esam identificējuši 70 miljardu vajadzības līdz pat 9. Eh, līmenim, un pašlaik mēs izstrādājām, kuri no šiem akmentiņiem, no šiem indikatoriem būs paši svarīgākie, kurus vajadzēs īstenot pirmos. Bet, kā jau minēju, tas vēl nav uzsākts. Uh, Kā jau es minēju, Spire ir gatavs darboties zaļā kursa labā, bet, protams, mēs saskaramies ar riskiem, kas ir saistīti ar ilgtermiņa investīcijām. Mēs arī saprotam, ka mums ir vajadzīga saikne ar apvāršņa klasteriem, bet ir svarīgi, lai apvāršņa budžets noteikti būtu virs 100 miljardiem. Protams, ka mums ir vajadzīgas arī investīciju inovācijas, tā lai mm, tā, te nekas netiktu ierobežots. Un tad, protams, mums labi vajadzētu apkopot finansējumu, kas ļauta mums piepildīt savus mērķus. Noslēgumā. Esam atjaunota partnerība un esam gatavi stāties pretī lielākā apmēra izaicinājumiem. Mūsu vīdī tiek paplašināta un, protams, ka mēs veidojam arī partnerības. Mēs redzam, ka Ņemot vērā mūsu vīziju, pie mums vēršās jauni partneri - NVO, IKT uzņēmumi, enerģētikas uzņēmumi, tāpat arī vedam sarunas ar dažādām jaunām nozarēm, kas tāpat varētu pievienoties Spire. Mēs eh, savās sarunās esam iekļaujuši vairāk nekā simts pārstāvjiem no rūpniecības, eh, dažādiem uzņēmumiem, eh, no dalību valstīm, no dažādiem reģioniem un, protams, esam uh, arī uzsākuši vairākas konsultācijas, kas vēl nav pabeigtas. Lielas paldies Ordunas kundzei. Tagad uh, dosim vārdu kolēģiem. Divas minūtes eh, referentiem, pusotra minūte ēnu referentiem un viena minūte trīs kolēģiem, kas arī vēlētos jums uzdot jautājumus, un pēc tam paskatīsimies, kā sadalīsim laiku jūsu atbildēm un gal komentāriem. Atkal, kā pirmajam, vārds Nikas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies arī visiem četriem ekspertiem, kas sniedz savas prezentācijas. Es sākšu uzreiz ar jautājumu, un tas būs tas pats jautājums, ko uzdevu misiju pārstāvjiem. Protams, tā kā mums nav budžeta apvāršņu programmām, kā mēs varētu šīs programmas izveidot un kā mēs noteiksim mērķus, kas ir saistīti ar šīm asociācijām, kas šodien mm, sniedz savas prezentācijas attiecībā uz Clean Sky. Sākumā tika iekļauti jauni sabiedrotie, kādā veidā tiek izmantoti pašreizējie pamatprogrammas līdzekļi. Un man ir arī jautājums eh, Diboika kungām, kurš ir atbildīgs par ūdeņrēža eh, baterijām. Pirms mēs eh, sākam runāt par ūdeņradi, jūs minējāt, ka uh, Eh, tiks nodrošināta ražošana jau gigā bitu apmēros. Kad tieši tas notiks? Tāpat arī tiek teikts, ka ūdeņradēji ražot ir ļoti dārgi. Citi savukārt saka, ka tas nav dzīvotspējīgi, tāpēc, ka, uh, lai saražotu ūdeņradi, ir vajadzīgs vairāk, nekā en, vairāk enerģijas, nekā spēja radīt pats ūdeņradis. Un te ir tāda pretruna. Es eh, gribētu zināt, vai uh, mēs eh, patiešām varēsim nodrošināt ilgspējīgu ūdeņa raža, ražošanu un kad tieši tehnoloģijas būs pieejamas. Galu galā šīm baterijām ir arī zinām ierobežojumi, tāpēc, ka tās nav iespējams eh, uzlādēt no jauna. Galu galā, ja mēs vēlamies īstenot zaļo kursu, tad mums ir vajadzīgas ilgspējīgas tehnoloģijas. Es vēlētos, lai kolēģi jūs eh, uzklausītu un lai jūs varētu sniegt mums precīzas atbildes. Uh, Polija, Rumānija un Slovenija ir vienīgās valstis no centrālās un austrumēropas valstis, kas darbojas Spire partnerībā. Un tas tā ir noticis tāpēc, ka lielākā daļa no uzņēmumiem ir no Rietuma Eiropas, bet tām ir filiāles Austruma Eiropā. Tiek runāts arī par investīcijām um, degvielā, kas nenāktu no fosilās degvielas. Galu galā mums ir jārunā arī par biomasu, bet šeit visi galvenie uzņēmumi atrodas Rietuma Eiropā. Es domāju, ka te ir kļūda. Ir plāni no 1967. gada, tolaik vēl eksistēja PSRS, un um, es nevēlos, lai te atkārtotos tas pats, kas notika tolaik. Uh, Es domāju, ka varbūt šīs stratēģijas vajadzētu pietuvināt realitātei. Lielas paldies! Nākamais runātājs - Eilerkungs. Sākumā tāds vispārīgāks komentārs. Tas, ko mēs šeit rādzām, ir tas, ka mums ir zaļais kurs un mums ir milzams dažādu instrumentu un programmu. Es domāju, ka mums ir vajadzīga integrēta pieeja. Galu galā mēs visi šeit slavējam zaļo kursu. Nu, ja būtu zilais kurs, tad mēs atkal slavētu zilo kursu. Un eh, tad varbūt arī tikt runāts par racionālām partnerībām. Uzskatu, ka mums vajadzētu kopā ar eh, komisiju un dalību valstīm apkopot spēkus. Mēs redzam, ka Publiskajās privātajās partnerībās ir tagad daudz dalībnieku. Mēs izkājām cauri visai statistikai, un uh, Eiropas pusgads nekad nav ticis izmantots. Tātad dalībvalstis piedalās 185. panta grupās, bet nekad tas nav ticis pārcelts uz Eiropas pusgadu. Uh, esam izsērējuši naudu, ir privātā dalība, mums ir pat dalībvalstis, kas piedalās pat Eiropas pusgadā, tas netiek atainots. Nav nevienas atsaucas Eiropas pusgadā uz 185. panta punktiem. Es domāju, ka mums ir vajadzīga integrētāka pieeja. Pretējā gadījumā tas viss tiks eh, atdalīts, un es negribu teikt, ka tā ir naudas šķērdēšana, bet tā noteikti nav saskaņota politika. Kas tieši tiek eh, sagaidīts? Ko jūs eh, gribat no padomes? Ko jūs vēlaties iekļaut Eiropas pusgadā? 207. pānta partnerības. Šeit vēlos jautāt par aeronautikas industriju. Kā jūs ietekmēs Brexits? Ļoti lielā tirgus daļa nav Airbus, bet gan aviolīnijas, un pašlaik Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības, bet tā ir Airbus konsorcijā, tāpat tā ir daļa no mūsu aviācijas tirgus, ja tā varētu teikt. Uh, ir ļoti daudz uh, aviolīniju, kas pašlaik atrodas uh, mm, apvienotāju karalistē un kas būs šo jauno tehnoloģiju patērētājs. Kā tas viss ietekmēs Clean Sky? Un pēdējais jautājums uh, ir praktiskāks. Par ūdeņradi. Kādā veidā tas iet kopā ar vērtību ķēdi? Uh, Mēs ūdeņradi tagad arvien vairāk izslēdzam no mobilitātes programmām, kaut arī mobilitātes sektorā ar ūdeņradi var nopelnīt daudz vairāk naudas. Bet mēs skatāmies uz šo industriālo pusi, kur ūdeņradis ir ļoti sensitīvs attiecībā uz cenām. Vai šie kopuzņēmumi attiecībā uz ūdeņradi ir integrēti vērtību ķēdē Eiropā? Kāda ir šī ideja attiecībā uz nākotni? Uh, vai šī integrētā pieeja parādīsies attiecībā uz misijām, vai jūs šeit rādzat ūdeņraža vietu? Čabalovas kundze. Paldies, priekšādātāji! Mēs šeit varētu runāt stundām, tāpēc mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Es atbalstu to, ko teica referenti. Man ir tāds pats jautājums kā Elera kungam par Brexitu. Uh, Gribētu zināt, ko jūs sagaidāt, kas mainīsies pēc Brexita. Protams, ka jūs nogaidāt, jūs gribētu zināt, ko darīsim mēs. Nu, bieži ir tā, ka visi skatās viens uz otru, bet kā mēs rīkosimies, kas praksē tiks darīts jūsu konkrētajās partnerībās? Man tas viss liekas mazliet dīvaini, tāpēc, ka es esmu bijusi referente un ēnu referente par budžeta izpildes apstiprināšanu dažādu veidu partnerībām budžeta komitejā, un tāpēc es to visu redzu no citas puses, kāds ir bijis agrāk, kā nauda ir tikusi izmantota. Man ir jautājums klīniskai eh, pārstāvim. Es biju patiešām iespēdota, jūs šeit prezentējāt ļoti veiksmīgas partnerības, ļoti ambiciozus plānus, Un es domāju, ka tas apstiprina, ka mm, tīra aviācija ir viens no galvenajiem instrumentiem zaļajā kursā. Un tāpat mums ir jādomā par uh, industriālo politiku, kas varētu darboties nākotnē. Man ir ļoti laba pieredze attiecībās klīdz kā Čehijas republikā, es par to lapojos, bet es domāju, ka mums ir vajadzīga skaidra budžeta stratēģija, tas attiecas arī uz ITRE komiteju. Mums ir jāatbalsta šis uh, Eh, prasījums par 4 jauniem miljardiem. Ja otrajā pīlārā nebūs pietiekama finansējuma attiecībā uz eh, klīmatu un mobilitāti, tad eh, resursus tīrai aviācijai vajadzēs meklēt kaut kur citur, piemēram, pie rūpniecības un digitālajiem pīlāriem. Mums ir jādomā par sinerģiju veidošanu. Mm, sinerģijas ir pats svarīgākais. Dažkārt mēs skatāmies tikai uz vienu pusi, un mēs eh, neredzam šīs sinerģijas starp dažādiem pīlāriem, dažādām partnerībām, dažādām aģentūrām, dažādiem ģenerāldirektorātiem un tā tālāk. Gribēju jautāt, ko jūs eh, darīsiet, lai veicinātu sinerģijas, ņemot vērā jūsu pieredzi pie klīniskai un klīniskai divi? Tātad esat strādājuši pie diviem tik lieliem projektiem, gribētu zināt, eh, ko jūs domājat par sinerģiju. Uh, Paldies tagad Elēna Licija. Grācija. Jā, paldies. Nu, mūs nomierina um, direktor Kāna uh, sacītais. Mēs arī gribētu precizējumus par neskaidrībām par Clean Sky, uh, par uh, to, ka šī partnerība īpaši nav iekļaujoša, proti, ka tiek finansēti tikai lieli uzņēmumi šai jomā. Nu, mums tas neliekas labi, jo. Uh, Ir uh, tūkstošiem apmēram strādājušie, kas arī piedalījās Clean Sky un arī universitātes pētniecības centri, arī mazie vidējie uzņēmumi no visām 28 dalību valstīm. Tad uh, šī sadarbība starp lieliem uzņēmiem, maziem uzņēmiem varētu tikt uzlabota. Uh, Jūsuprāt, vai klīniskai varbūt drīzāk um, varētu būt laboratorija, kur mēs varētu stiprināt pārobežu izcelības centrus? Tas ir pirmais jautājums. Nīderlander kungs ar duņa. Kundz, jūs teicāt, ka 20 valstis esat apmeklējuši līdz šim. Ko darīsiet, lai iekļautu visas Eiropas Savienības valstis? Uh, Un tad visbeidzot, ja misijas nesāk savu darbu viss vienlaicīgi, kā tas izskatās, tad kā saskanīgi arī tiks uh, um, organizēt šo misiju darbs, jo nu, no otrā pīlāra tomēr tiks atvēlēt 50% budžeta, kā jūs sadarbosieties ar komisiju, kāds būs sanāksmes, un tad. Uh, kā mm, nodrošināsiet, lai programmas nepārklātos, Kasanovska kungs? E, Jā, sapūza vyjádřím, ka sklīnkai nav. Paldies! Gribēju uzdot jautājumu par Clean Sky. Globāli piedzīvojam ar vienu pieaugošu gaisa satiksmes apjomu arī dzen Eiropā. Un jau kādā zināmā laika periodā mēs runājam par to, ka gaismas attikums apjoms pat varētu dubultoties, bet no otras puses esam apņēmušies emisijas samazināt, tad tādā gadījumā, lai pat paliktu pašreizējā emisija līmenī, to visu mm, tās vajadzētu samaksāt, samazināt uz pusi jau ar pašreizējām tehnoloģijām. Bet nu, ņemot vērā, kādas pašreizējās tehnoloģijas pastāv, kādas tās tiek izmantotas aviācijā, nu tad tā ir pavisam vienkārši matemātika. Bet vai tas ir realistiski? Vai tiešām mēs spēsim par 75% samazināt emisijas, ja netiek izgudrots kas jauns, ja nav kāda jauna tehnoloģija? Es atklāt sakot, domāju, ka tik tālu mēs vēl neesam nonākuši. ņemot vērā, kāds ir pašreizējais, fizis, kāda ir pašreizējie fiziskie raksturi lielam tehnoloģijām. Un jūsuprāt, ko tas nozīmētu cenām? Ja vēlamies šos mērķus sastiekt un nevaram rēķināties ar nu, kaut kādām revolucionārām jaunām tehnoloģijām, par kurām mēs vēl neko nezinām. Uh, Jo tas nozīmē, ka tehnoloģija pārveida būtu jāveic, un mēs taču zinām, ka lidmašīnas šobrīd, nu, tak, nu, tiek izmantotas gadu desmitiem. Paldies! Tālāk vēl trīs kolēģi pa vienai minūtē izteiksies, un pirmā ir Karvaļo kundze. Paldies! Man divīs jautājumi kopuzņēmumiem. Manuprāt, mēs daudz iegūtu, ja aeronautikas pētniecība un arī ūdeņraža lieta – tiktu īstenota pāri robežām kopā ar demonstratoriem un tā tālāk. Un varētu tad procesēli izdarboties pētniecības kopiena, akadēmiķi. Un tas viss varētu notikt tādā lokā, un tad es domāju, ka tas varētu mm, procesus priekšā atvizīties daudz ātrāk. Mm, Klīniskais un, un ūdeņradi mm, pārstāvjiem vēlējos teikt to. Otram kārtam Nepieciešams palielināt arī pārskatāmību visām šīm programmām. Nu, tā, tas nodrošinās arī palielinātu redzamību. Jūs teicat, ka lūk, ir ļoti daudz partneru, bet atsevišķās dalību valstīm, dalību valstīs, piemēram, šī programma plus nemaz vēl nav zināma. Un ir vajadzīgs krietni labāks sadalījums šiem izcilības centriem. Bet, nu jā, partneri daudz kur Eiropā ir lieliski, bet kas, kas varētu būt partneri, bet kas vienkārši par programmu vēl neko nezina. Es domāju, ka pie tā vēl vajadzētu piestrādāt. Paldies! Nākamais Ijab kungs. Paldies! Vēlējos pateikties par šo ļoti izšķirīgu svarīgo darbu, ko īstenojat, bet mans jautājums attiecas uz reorganizēšanu partnerībās, partnerību attiecību ietvaros sākot ar nākamo daudzgadu finanšu plānu un apvārsnes Eiropa. 2017. gadā Igaunijas prezidentūra publiskoja ziņojumu par Eiropas partnerībām. Tur tika identificētas, identificēt zināmi trūkumi pašreizējās partnerību struktūrās. Nu, piemēram, tas, ka pastāv fragmentācija, ka trūkst iesaistīšanās no dalību valstu puses atsevišķi uh, atsevišķu KPI noteikšanā, atsevišķu nu, attiec, monitoringa datu trūkums. Nu, tad mans jautājums ir šāds, cik lielā mērā šīs problēmas atrisinās pašreizējais priekšlikums? Un vai pastāv kāda tālāk iespējama uzlabojuma? Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Blaskungs, zaļie. Paldies! Paldies par prezentāciju! pāris īsi jautājumi. Vispirms, programmas pārskatīšana notika 2017. gadā. Un kas tad bija tas galvenais, ko mācījāties no šīs pārskatīšanas procesa? Un kādus uzlabojumus un korekcijas ierosinat, ņemot vērā zaļo kursu un Eiropas Savienības lēmumu kļūt par klimatu neitrālu kontinentu līdz 2050. gadam? Un tad konkrētāk par ūdeņradža partnerību. Kādā veidā vai Vai domājat arī, ka varat pilnībā pāriet uz pilnīga, pilnībā atjaunīgu resursu ūdeņradi projekta kontekstā ietvaros? Jūs runājat par 24% no kopējā energo patēriņa, 25, ehm, 2050. gadā, vai tas tad valstās uz atjaunīgiem resursiem? Un es labprāt arī gribētu vēl iesaistīties sarunā ar Ēlerkungu par to, cik daudz rūpniecībā ir vajadzīgs daudz ūdeņraža. Mēs labi zinām, ka ķim, ķimikālī rūpniecībā to aizstāt būtu ļoti sarežģīti. Un tad pēdējais jautājums. Gribu atbalstīt komentārus par pārskatāmību. Man vienmēr līdzies, ka ir nu, cilvēki, kas vēlas noskaidros, kas tad ir šie partneri, kas ir šīs partnerības, šīs redzamības nepietāķi, bet Eiropā ir ļoti svarīgi, lai tāda būtu, tas svarīgi arī pilsoņiem. Un vēl viens īsts komentārs sekretariātam. Nevar redzēt šīs prezentācijas. Vismaz šeit no zāles aizmugurs tās vispār nav saredzamas Varbūt, ka varētu šādā ziņā arī nodrošināt labāku redzamību un pārredzamību, jā. Jā, mēs domājam par to, kā labāk izmantot tehnoloģisko aprīkojumu, tehnisko aprīkojumu šeit telpās, bet prezentācijas būs pieejams arī tie mājaslapā. Jā, noteikti tas ir interesanti. Es arī, nu, vienkārši lūkšu to visu nodrošināt. Nu, tad varbūt ierosinu divi ar pus minūtes katram runātājiem dot. Pieminēšu tikai, ka 12.30 tulkojums beigsies. Mēs sākām ļoti agri šodien darbu un paldies, saka priekšādātājs tulkiem par um, darbu. Pēc tam, turpin, ja darbu turpināsim, tad būs jārunā tikai angliski ierosinu tātad uh, desmit minūtēs katram runātām izteikties divi ar pus minūtes. Varbūt tagad citā secībā Sāksim varbūt ar Orduņas kundzi. Paldies priekšādātāji. Paldies par jautājumiem. Sadalīšu komentārus trīs daļās. Pirmām kārtām klātbūtni citās ES valstīs. Nu, protams, ka spēja ir vairāk ir klāta tais valstīs, kur vairāk pārstrādājošās eh, rūpniecības ir. Uh, un tajās valstīs, kur ir šādu uzņēmumu galvenās mītnes. Protams, ka nozara pastāv arī citās, bet varbūt mūsu reģistros tas neparādās. Tā ir. Mēs strādājam arī ar īpaši ar austrumu valstīm. Regulāri tiekamies ar polijas pārstāvjiem, vismaz reizi gadā. Šobrīd strādājam ar Rumāniju. Sarunas uzsākts ar citām austrumu valstīm Domājam par to, kā labāk iesaistīt partnerus no šīm valstīm, um, organizējam tādus mērķiecīgus pasākumus, tikšanās reizes. Um, un vienmēr, vienmēr arī tādu, nu, teiksim, pasākumu ietvaros to paspārnē rīkojam vēl tādas papildus informācijas tikšanās. Nu, domāju, ka laika gaitā arī šī redzamība pieaugs. Mūsu dalībnieku saraksts ir publiski pieejams mūsu mājaslapā, tā kā ar to varat tur arī iepazīties. Tas attiecas arī uz NVO un visiem citiem mūsu dalībniekiem tālāk. Kā mēs plānojam darbu? Nu, pārsvarā caur darba grupām. Manuprāt, tas ir tas labākais veids, kā to darīt, apkopojot visus centienus. Bet tad, protams, īstenojam ir sarunas ar citām partnerībām, skatāmies, lai nebūtu pārklāšanās, lai varētu būt papildināmība. Nu, piemēram, mums bija ar jums, kā audiņrašu partnerību sarunas, lai pārliecinātos, ka mums ir saskaņota darbība šai jomā, bet tas attiec arī uz citām partnerībām, piemēram, tērauda rūpniecībā pie biodegvielām tieši tāpat. Mm, skaidrs, ka biomasa, protams, arī ir daļa no Spire pasākumu un uh, šī kopējā enerģijas uh, kokteļa. Jo, nu, daudzos gadījumos tas, kas nav biodegviela, tie netiek iekļauts šeit. Nu, tādā veidā sadarbojamies ar dažādām interesantām pusēm dažādos sektoros, partnerībās, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Un tad, kas attiecas uz Brexit noslēgumā, Un tas ir kaut kas tāds, kas ietekmēs mūs pilnīgi visus nenoliedzami. Bet tas, cik lielā mērā jutīsim šo ietekmi, būs atkarīgs no gala vienošanās, vai viņi kļūs par tādu kā asociētu partneri, asociētu valsti, eh, arī apvārsnes Eiropa. Nu, tad tādā gadījumā, protams, mums darbība turpinātos kā iepriekš, eh, ja viņi būtu asociētais eh, loceklis šajā gadījumā. Paldies, nākamais runātājs. Tarlander kungs. Nu, es arī sākšu ar to, eh, ko darīt Brexit gadījumā. Nu, pavisam pragmatiski raugoties. Šobrīd Lielbritānijas valdība ne, ne līdz finansē projektus, bet viņi vēlas palikt asociācijā ar mums. Tātad operatīvo saikni ar viņiem saglabāsim un turpināsim organizēt darba seminārus. Lielbritānijas uzņēmumi un, eh, un gala saņēmēji ir ar mums sasaistīti daudzos dažādos veidos. Uh, Mēs vienkārši gaidīsim, līdz politiskie putekļi norims mazliet nosēdīsies, un tad eh, līdzīgi kā ar Šveici vai Norvēģiju varbūt varam turpināt šo partnerību. Tāda ir arī ar Kanādu tālāk. Mums, protams, nav spēja iesniegt visas 28 dalību valstis, bet mums ir diezgan labs sadalījums pa ziemeļiem, eh, dienvidiem, austrumiem, rietumiem partnerības ietvaros, kā prezentācijā minēju. Mēs grasāmies strādāt kopā ar citām partnerībām, eh, apvienot, veidot vienu, vienu kopot apkopu, apkopotu uh, eh, aprūpas sistēmu. Tādā veidā mēs arī paplašināsim aptvērumu darba grupā dalībvalstīm, mēs jau, pie, kurā darba līdzvarbūt vairāk par 50 dalībvalstu par to runājam, runājam, piemēram, ar visām Baltijas valstīm, lai tās iesaistītos. Es domāju, ka šādā veidā apvienojot spēkus, mēs panāksim ļoti labu aptvērumu nākamās pamatprogrammas ietvaros. Un visbeidzot, šķiet, ka šī integrētā mm, pieeja noteikti ir ļoti svarīga. Uh, Jūs pievērsāties tam mūsu tēmu, vairāk ir saistīta, protams, ar veselības aprūpas jautājumu, tas vairāk ir nacionālo dalībvalstu kompetencē, bet tāpat laikā vienalga tas ir svarīgs temats, jo nenoliedzami visa šīs demokrātiskās pārmaiņas skars pilnīgi visus Eiropā. Tas, ko mēs esam centušies izdarīt, mēs esam centušies iekšēji sasaistīt novatorismu un pētniecību ar tādu modulāru pieeju, ir dažādi šīs aģentūras iekšienē, un tad ārēji cenšamies sadarboties ar citiem partneriem, piemēram, tādiem lieliem rūpniecības savienības pārstāvjiem. Nākamajā posmā mēs gribētu to visu nedaudz institucionalizēt, nu, tādā ziņā kā piespiežot vēl šo sadarbību un padarot gandrīz to uz obligātu, jo ja nav tā kopējā ietver, tad tās šīs organizācijas nebūs, tas nebūs iespējams. Mačie, uh, Mr. Biebuik.